parlamenta vārdā un savā vārdā es arī personīgi gribētu Džordža Floida ģimenei un draugiem paust uh, līdzjūtību. Jūs zināt, ka Savienotajās valstīs un arī Eiropā viņa nāve ir izraisījusi protestus. Tas uh, arī parāda, ka demokrātijas vērtību un cilvēktiesību ievērošanas panākšana ir ļoti svarīgs uzdevums, kas jāturpina dien dienā, pie tā ir jāstrādā un um, atceramies par Mārtina Lutera Kinga sapni, kad tas, tas īstenosies, kad uh, cilvēkus vairs nevērtēs pēc viņu ādas krāsas, bet gan pēc viņu rakstura. Šis parlaments vienmēr ir noraidījis jebkādu vardarbību un jebkādu dienu diskrimināciju. Mēs iestājāmies par eh, tiesiskumu. Šodien mēs šodienas eh, plenārsēdi ar to sāksim, pēc tam mums būs debats par šo jautājumu. Un eh, tas ir arī tas ievads, ko es gribēju teikt. Es gribētu jūs lūgt ievērot minūti klusuma, pieminot Džordžu Floidu un citus rasismu un diskriminācijas upurus. Paldies! Grazie. Paldies. Vorrei ricordarvi. Un tagad es gribētu visiem jums atgādināt, ka 3C50 zāle ir savienota ar plenārsēžu zāli un tajā var eh, deputāti um, ieņemt vietas, ja viņiem nav vietas uh, vairs šajā plenārsēžu zālē. Jūs uh, tiekat uh, lūgti ieņemt vietas plenārsēžu zālē vai arī citā zālē, uh, kur ir uh, jūsu uh, vārda zīmīti. Tie deputāti, kuri nav runātāju sarakstā, tiks eh, aizvesti uz citām vietām, un ir arī eh, klātesamības reģistrs, kas ir pieejams abās zālēs. Gribu atgādināt arī to, ka ir eh, obligāti jālieto sejas maskas šajās zālēs tie, kuri ieradīsies zālē um, bez maskām viņiem uh, netiks vairs dots runas laiks un gribētu aicināt visus kolēģus arī ievietot balsošanas kartes, lai pārbaudītu, ka viss labi darbojas un ka viņi var tikt identificēti. Uh, Līdz ar to atsākam Eiropas parlamentu plenārsēdi, kas tika pārtraukta 27. maijā. Gribētu sveikt komisijas priekšsādētāju Usru Fonderlajenu. Paldies, ka esat ieradusies, Fonderlajenas kundze. Tagad kāds grib izteikties. Lūdzu, obrī. Merci, monsieur. Paldies, priekšsādētāji. Ļaujiet man izteikties, atklājot šo sesiju, un gribu atsaukties uz labējo rezolūcijas projektu, kas ir iesniegts par Džordža Froida um, nāvi, viņi šajā rezolūcijas uh, projektā apvaino mūsu politisko grupu, ka mēs īstenojam visā Eiropā vārdarbības aktus. Mēs zinām, ka uh, Rasemblēmā Nacionāla tā rīkojas, viņi uh, izplata naidu, bet. Um, Mēs noraidām šos apvainojumus, ir jānoraida šādi te akti, kas tiek veikti, kas ir sakņojies rasistiskajā ideoloģijā. Mēs esam lepni, ka šeit mēs varam pārstāvēt komunistu mantojumu, kas cīnījās pret nacismu. Jūsu politiskais spēks uh, um, cīnījās par to, lai šī ideoloģija pārdzīvotu uh, karu un uh, policijas vārdarbību, ko jūs vēlties piesekt, jūs fašistu grupa um, to darāt. Un, um, Tur, kur nav taisnīguma, tur nav arī miera. Mēs turpināsim iziet ielās, vēršoties pret rasismu, pret jums, uh, lai cīnītos par uh, mieru un taisnīgumu. Paldies, Čambātska kungs, lūdzu! Благодаря ви, уважаеми господин председателю. Paldies, э, priekšsēdētāji. Es э, lūdzu vārdu balstoties uz 157. un 171. pāntu Eiropas parlamenta reglamentā. Godātais priekšstādātāja kungs, man tiešām ir jānoraida э, šis te piedāvājums attiecībā uz laika sadalījumu. Uh, Uh, mēs runājam par Brexita darījumiem, par transportu un citiem, un Eiropas uh, konservatīvo repu, reformistu grupai ir piešķirtas tikai četras uh, minūtes runas laika. Ja es to sadalītu starp kolēģiem, tad katram būtu 17 sekundes. Tas taču ir jānodrošina, ka katram parlamenta deputātam ir iespēja izteikties. Tas ir mūsu pienākums izteikties, paust mūsu viedokli. Uh, Nu, varbūt, ka kāds šeit negrib uh, kaut kādus konkrētus kolēģus uzklausīt, bet mums ir jābūt iespējai izteikties. Un uh, ļausim mūsu kreisajiem kolēģiem, uh, tomēr, liksim viņiem tomēr um, neizmantot visas iespējas iebilst. Jā, es gribu apliecināt, ka visiem būs iespējas izteikties. Nākamais runātājs. Euh, Priekšsēdētāji, es gribētu vispirms pateikties visiem, kuri Eiropā izgāja ielās un pauda savu solidaritāti, kas attiecas uz mani. Uh, Gribētu jūs informēt un arī kolēģus par to, ka esmu saskārusies ar policijas vārdarbību no Beļģijas policijas puses. Es to uzskatu par diskriminējošu vē, e, rīcību. Vakar iznākot no Ziemeļu stācijas redzēju, ka deviņi policisti um, um, iebiedēju divus jauniešus, uh, melnādainos jauniešus, es viņus uh, filmēju, un tas nav aizliegts. Um, policists nāca pie manis un izvilk, uh, izrauga man uh, telefonu no rokām, pēc tam uh, piespied man pie sienas, atņēma man somiņu, piespied man pie sienas, tātad lika izplēst kājas, un kāds policists gribēja mani pārmeklēt, un viņš izturējās pret mani nievājoši un pazemojoši, un tad, kad es viņiem pateicu, ka esmu Eiropas parlamenta deputāti, viņi man neticēja, kaut gan viņi turēja rokās abas manas pases uh, un arī vienu um, savu tātad uh, parlamenta caurlaidi, un viņi man prasīja Beļģijas uzturēšanās karti, es viņiem iedevu uzturēšanās karti, es izņēmu no Somiņas uh, savu caurlaidi, es šodien iesniedzu sūdzību, jo mēs nedrīkstam pieļaut šādu policijas vārdarbību. Šis uh, atgadījums parāda, uh, Um, cik brutāli var izturēties policija, un tas man bija traumatizējošs uh, piedzīvojums. Uh, un naktī pavadīju uh, šeit parlamentā, jo man bija bailiet ārā. Tātad mums ir jāvērts konkrēti pasākumi, jo tik daudz cilvēku nevar būt šeit klāt un nevar izvairīties no policijas vardarbības. Paldies! Paldies, eh, godātā deputātas kundze. Sì, grazie. Grazie, onorevole. Paldies, liels paldies par šo norādi. Mēs eh, jūs atbalstām, mēs esam jūsu pusē, gribētu jūs lūgt atnākt pie manis uz bīroju, lai pastāstītu detalizētāk, kas īsti ar jums notika, lai mēs varētu attiecīgi eh, prasīt skaidrojumu no Beļģijas iestādēm. Man šķiet, ka kād, kādai rīcībai šeit ir jāsako. Lūdzu. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! kā zaļo grupas priekšsēdētājs, eh, pie kuras piedar šī kundze, bet arī kā Beļģijas pilsonis gribu paust savu sašutumu par eh, Beļģijas eh, policijas rīcību. Viņa neko nebija izdarījusi. Viņ, pret viņu policija vērsās tikai tāpēc, ka viņa fotografēja šos te policistus, kas uh, vārdarbīgi izturējās pret diviem mēlnādainiem jauniešiem. Uh, Un, um, ja mēs domājam par uh, cilvēku ādas uh, krāsu, ka tas var būt iemesls brutālai rīcībai, nu, mēs visi zinām, cik uh, sarežģīti ir strādāt policistiem, bet tas ir tieši tāpēc, ka policija ir tas veids, kā valsts izrāda savu vāru. Tieši tāpēc visiem, kas valkā policista uh, uniformu, ir jāievēro visi uh, noteikumi. Un, uh, un tas ir taisnīgi, godīgi, ka cilvēki saceļas pret vārdarbību, ko izno policija. Un, jo īpaši ar to saskars citsādas krāsas cilvēki. Uh, Kā jau uh, kolēģi teica, šādi uh, notikumi atkārtojas, un es gribētu protestēt uh, pret šo rīcību, um, sūdzēties par to Beļģijas iestādēm un prasīt, lai tiktu veikti visi nepieciešamie soļi. Paldies! Paldies! Es um, pieņēmu jūsu aicinājumu un uh, 27. māja sanāksmes protokols uh, ir pieejams, vai ir kādi komentāri, ne, tad protokols ir apstiprināts. Tad tagad daži papildinājumi ziņojumu. Klaus Buhners ir atkāpies, un tāpēc eh, parlaments saskaņā ar eh, reglamentu eh, paziņo, ka viņa deputāta vieta atbrīvojas no 2020. gada 16. jūlija, tiks informēts nacionālās iestādes. Zaļie man paziņoja, ka ir izmaiņas delegācijas sastāvā. Šis lēmums tiks iekļauts šīs sēdes protokolā, un tad tagad par um, Eh, to, kas šodien notiks, eh, kas attiecas uz koronas krīzi. Parlaments cenšas strādāt pēc iespējas labāk, eh, sadarbojoties ar politisko grupu priekšsēdētājiem. Uh, un 28. maijā tika nolēmts noturēt šodienas plenārsēdi, pagarināt to līdz 19. datumam, un 8. jūlija plenārsēde ilgs arī līdz 5. dienas pēcpusdienai. 2020. gada kalendārs līdz ar to ir izmainīts un ir pieejams parlamenta tīmekļa vietnē. Ekonu komiteja ir grozījusi uh, um, tekstu saskaņā ar reglamentu, un līdz ar to šie labojumi ir pieņemti. Un, uh, ja 24 stundu laikā kāda politiskā grupa vai zināms skaits deputātu uh, um, neprasīs balsojumu, tad tas tiks pieņemts, un tas tiks iekļauts arī šīs dienas uh, plenārsēdes protokolā. Tad saskaņā ar 72. reglamenta pantu ITRE komiteja ir uh, nolēmusi uzsākt dažādas uh, starptautiskās sarunas pēc pirmā lasījuma padomē. Mm, parlaments piecas kopējās nostājas pieņēma pirmajā lasīmā, un tas ir mandāts šādām sarunām, un tas ir pieejams plenārsēdes tīmekļa vietnē. Un tiks iekļauts arī šodienas sēdes protokolā. Priekšsādātāju es atvainojos komiteju priekšsādātāju konferenci, man pasludināja, ka nav saņemti iebildumi pret ieteikumiem no Agri un Ekon komitejas. Uh, ka viņiem nav iebildumi tātad pret eh, delģētiem tiesību aktiem saskaņā ar 111. panta 6. punktu reglamentā, un tas viss arī ir redzams parlamenta tīmekļa vietnē. Ja 24 stundu laikā eh, nebūs deputāta grupa vai kāda politiskā grupa, kas vērsīsies pret šo faktu, tad šie ieteikumi būs pieņemti. Visā citādi būs balsojums. Gribētu tagad jums visiem paziņot, ka 79. reglamenta pāns uh, nosaka to, ka es uh, kopā ar um, padomus priekšsādātāju varu parakstīt tiesību aktus, un to es arī darīšu e, parastajā likumdošanas procedūrā, un šo tiesību aktu nosaukumu tik tie, tiks iekļaut šīs sēdes protokolā. Un tagad ķersimies klāt darba kārtībai. Darbkārtības projekts um, tika apstiprināts. Um, 11. jūnijā priekšādātāja konferencē un saskaņā ar 157. Eh, reglamenta pāntu, tas ir arī izplatīts šis projekts, ir dažas izmaiņas darba kārtībā. Vispirms gribētu jums paziņot, paziņot ka esmu, esmu saņēmis trīs pieteikumus par steidzamības procedūru saskaņā ar 136. reglamenta pāntu, lai pie, iekļautu sekojošus likumdošanas dokumentus. Šeit ir runa par Covid-19 un uh, tas tiks eh, vēl pievienots šīm debatēm, proti sadarbība nodokļu jomā, zināmi termiņi tiks atlikti korona krīzes dēļ un eh, arī eh, ārkārtas atbalsts EFRE ietvaros reaģējot uz koronas pandēmiju. Treškārt, Eiropas pilsoņu iniciatīvas, pagaidu pasākumi, um, un tiks pagarināti termiņi pārakstu pieņemšanas un pārbaudas pasākumiem. Un tad bija viens uh, pieteikums saskaņā ar 204 reglamentu pantu, un tas attiecas uz Delīkunga ziņojumu. Šeit ir runa par uh, Eiropas un Vidusjūras eh, vienošanos eh, aviācijā, tas eh, tiks likts uz balsošanu šodien pirmajā balsošanas kārtā. Tur ir divas padomas nostājas. Pirmkārt, ietvara izveide ilgspējīgi investīciju atbalstam un veicināšanai, un otrkārt kopienas statistika par migrāciju un starptautisko aizsardzību. Gribētu jums paziņot, ka šeit nav iesniegti priekšlikumi. Uh, Eh, noraidīt padomas eh, priekšlikumu un eh, nav iesniegt arī nekāda grozījuma priekšlikuma saskaņā ar 67. un 68. pāntu, un šie piedāvātie tiesību akti līdz ar to ir pieņemti. Tālāk, pēc konsultācijām ar politiskajām grupām, es gribētu piedāvāt sekojošas debat, izmaiņas mūsu darba kārtībā attiecībā uz trešdienu. Uh, um, runājot par um, gatavošanos Eiropadomēji 19. jūnijā un Pīrī ziņojumu un Hansen ziņojumu par um, jaunas partnerības izveidi ar uh, Eiropu, ar uh, apvienoto karalisti un Ziemeļīriju. Tas uh, tiks uh, Eh, skatīts kopīgās debatēs. Tas būs šo pēcpusdienu otrais punkts pēc diskusijām un eh, padomas un komisijas paziņojumiem par eh, protestiem pret rasismu pēc Džordža Floida nāves. Tālāk trīs vicepriekšsēdētāja un augstā pārstāvja paziņojumi par ārēju un drošības politiku. Tira. Tātad te ir runa par sekām pēc eh, Covid-19 krīzes, un um, otrais eh, paziņojums ir par Ķīnas eh, Tautas Republiku un Nacionālās drošības likumu Hongkongai, tāpat arī par nepieciešamību Eiropas Savienībā aizsargāt Hongkongas autonomiju augstā līmenī. Trešais ir par Eiropas Savienības reakciju uz iespējamu rietumkrastā aneksiju. Uh, Šie jautājumi tiks skatīti kopējās debatēs, un tas būs eh, pirmais jautājums, ko mēs apspriedīsim no rīta. Tāpat ir paredzētas divas īsas prezentācijas. Austrevičijas kunga ziņojums par Eiropas parlamentā rekomendāciju Austrumu partnerībai, gatavojoties jūnija um, samitam. Tāpat arī Pikulas kunga ziņojums par Eiropas parlamentā rekomendāciju par Rietumu Balkāniem pēc 2020. gada samita. Šie ziņojumi tiks skatīti kopējās debatēs. Šīs debatēs būs trešais punkts mūsu darba kārtībā pēc padomas un komisijas paziņojumiem par rīcību attiecībā uz Covid-19 dezinformācijas kampaņām un to ietekmi uz vārdu brīvību. Vēlētos arī jūs informēt, ka ir iesniegts ļoti daudz grozījumu, un ir arī daudz lūgumu attiecībā uz balsošanu pa daļām un atsevišķiem balsojumiem. Tāpēc balsošana ir sadalīta atsevišķās balsošanās sesijās, un jums ir pieejama informācija par balsojumu sadalījumu Eiropas parlamentā mājaslapā pie prioritārās informācijas. Vai kādam ir iebildumi? Iebildumu nav. Līdz ar to uzskatām, ka šie grozījumi ir pieņemti. Tagad uh, procesāls priekšlikums atlikt balsojumu par Delīkunga ziņojumu Eiropas Savienības Izraels Eiro vidusjūras aviācijas līguma noslēgšana saskaņā ar reglamenta 198. pantu. Drīkst izteikties viens runātājs, kas ir pret šo priekšlikumu. Un tāpat arī mēs varam uzklausīt komitejas priekšādātāju vai arī pašu referentu. Vai kāds vēlas izteikties? izteiksies Klēra Dēlija, un viņa izteiksies pār šo procesālo priekšlikumu. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies priekšādātāji. Jā, es vēlētos atbalstīt šo lūgumu atlikt balsojumu par Eiro vidusjūras aviācijas nolīgumu noslēgšanu ar Izraels valstī. Šai ratifikācijai nebūs nekādu praktisku seku. Šis līgums tiek provizoriski piemērots jau kopš 2013. gadā. Ja mēs to pieņemsim tagad, ņemot vērā to, ka jaunā Izraels valdība ir paziņojusi, ka tā vēlas pievienot vienu trešo daļu no okupētās rietumu krastā teritorijas, pilnībā pārkāpjot starptautiskās tiesības, būtu ļoti simboliski nepiemēroti. Ja mēs ratificētu šo nolīgumu tagad, mēs būtu ļoti nekonsekventi tajā, ko mēs vēlamies paust kā Eiropas Savienība. Mēs līdz ar to uzlabotu mūsu divpusējās attiecības ar Izraels valsti, kas nāktu tai par labu, un mēs runātu pretī mūsu kopējai politikai. Mēs eh, drīzāk vērstos pret konfliktu atrisināšanu. Mēs uzskatām, ka Izraēlas valsts pēdējā rīcība tikai um, pasliktinās Palestīnas tautas stāvokli. Mums nevajadzētu atbalstīt šādu starptautisku tiesību pārkāpšanu no Izraēlas puses. Es vēlētos kolēģus aicināt atbalstīt uh, šī uh, balsojuma atlikšanu. Pedāli... E- Lielas paldies, uh, Dalī kundzei! Vai kāds vēlas izteikties pret šo priekšlikumu?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 Priekšādātāji, godāmie kolēģi, esmu referents un man ir jāsaka, ka šo nolīgumu vajadzētu pieņemt pēc iespējas ātrāk. Mēs, protams, apzināmies, cik smaga ir situācija aviācijas nozarē pašreizējos apstākļos, un tieši tāpēc šādi nolīgumi ļautu mums nodrošināt tiesisko noteiktību darba ņēmējiem, tas palīdzētu arī uzņēmumiem un, protams, arī pasažieriem, par kuriem arī mēs nedrīkstam aizmirst. Visas dalībvalstis jau ir ratificējušas šo nolīgumu. Man patiešām šeit vairs nav nekādu argumentu. Galu galā visas dalība valstis to jau ir izdarījušas, un mums vienkārši šeit vajadzētu pielikt eh, punktu. Domāju, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu kļūt par šķērsli. Mēs vienmēr esam mēģinājuši būt daļa no risinājuma nevis daļa no problēmas. Lūdzu, izglābiet šo nolīgumu, atstājiet to darba kārtībā. Lielas paldies referentām. Vai kāds vēlas izteikties pret šo priekšlikumu? Nē. Tagad trīs lūgumi piemērot steidzamās procedūras kārtību saskaņā ar 163. reglamenta pantu. Un šeit var izteikties tikai lūgumu iesniedzēji. Var izteikties viens runātājs pār, un tāpat arī mēs varam dot vārdu atbildīgo komiteju priekšādātājiem vai referentiem. Vai zālē ir kāds, kas vēlas izteikties par ekonu lūgumu? No, nu če. Prego, prego. Nē. Jā, tomēr ir. Lūdzu. Lūdzu. Nu, nu, Priekšādātāji. Ekon komitejas priekšādātāja lūdza mani nolasīt eh, šādu tekstu attiecībā uz steidzamības procedūru. 8. maijā komisija pieņēma priekšlikumu, ar kuru tika grozīta direktīva par administratīvo sad sadarbību un eh, tika atlikti termiņi attiecībā uz finanšu institūcijām un nodokļu konsultantiem, lai ievērotu direktīvu. 2020. gada 1. jūlijā ir termiņš saskaņā ar direktīvu. Tiek piemērota konsultāciju procedūra un padome nevar pieņemt savu lēmumu vienprātīgi, ja parlaments nav sniedzis savu atzinumu. Koreper vispārējā pieeja tika pieņemta jūnija sākumā, un padomes ģenerālsekretariāts nosūtīja vēstuli Eiropas parlamenta priekšsēdētājam aicinot parlamentu sagatavot savu atzinumu līdz jūnija beigām. Ekonu koordinātori līdz ar to ir nolēmuši ievērot šo steidzamības procedūru saskaņā ar reglamenta 163. pantu. Lielas paldies, Epinga kungs! Tagad došu vārdu Manonai Obrī. Viņa izteiksies pret ekonu priekšlikumu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Komisija mums lūdz tagad eh, balsot eh, steidzamības kārtībā par eh, ziņojumu, kur ir runa par nodokļu caurredzamības noteikumiem, kas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Parlamentam tagad ir jāizsakās ļoti steidzami, un mēs nedrīkstam šo jautājumu pat skatīt komitejā. Es uzskatu, ka tas ir absolūti nepieņemami. Mūsu grupa, protams, balsos pret šo steidzamības procedūru, un mēs vēršamies pie visām politiskajām grupām. Mēs redzam, ka šeit Eiropas komisija simptomātiski nevēlas cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Šī sanitārā krīze tiek izmantota eh, kā iegansts, lai mēs neizmantotu visus mūsu rīcībā esošos instrumentus. Komiteja līdz ar to var uh, um, tikai konstatēt, ka ir steidzami nogaidīt. Steidzami nogaidīt, lai neko nedarītu attiecībā uz izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Vienlaicīgi tiek ieguldīts miljardiem eiro, lai glābtu ekonomiku, lai glābtu uzņēmumus. Un tagad šeit ir runa par simtiem miljardu eiro, kas tiek zaudēti, tāpēc, ka netiek maksāti nodokļi Eiropā. Vienmēr tiek atrasti kaut kādi argumenti, lai atliktu svarīgu tiesību aktu pieņemšanu. Mums ir jāpalīdz cilvēkiem strādāt. Galu galā mēs esam tie, kas nosaka kārtību Eiropas Savienībā, nevis uh, ekonomiskie lobbyji. Mums vajadzētu iestāties par Eiropas pilsoņu interesēm. Liels paldies! Vai zālē ir kāds, kas vēlētos izteikties par agrī lūgumu? Došu vārdu Vaica kungam. Contrario alla richiesta della Commissione. Lūdzu, jūs varat izteikties pret eh, komitejas priekšlikumu. Priekšādātāji nav nekādu eh, šaubu, ka Mūsu zemnieku uzņēmumiem Eiropā ir vajadzīgs atbalsts. Viņi arī ir cietuši no šīs krīzes, bet mēs redzam, ka mūsu kopējā lauksaimniecības politikā nav paredzēta šādas krīžu rezerves. Es eh, redzu, ka eh, Austrija ir pret krīžu rezervju izmaksāšanu. Mēs eh, varam redzēt, ka lielie uzņēmumi iespējams saņemtu mazliet mazāk nekā mazi uzņēmumi. Īsti nezinu, kas aiz tās lēpjas. Situācija ir tāda, ka mēs tagad tērējam naudu no otrā pīlāra. Šeit ir runa par līdzekļiem, kas ir paredzēti klimata aizsardzībai un uh, reģionālajai attīstībai. Mēs uh, uzskatām, ka tas nav pareizi. Zaļo grupa ir pret to. Uh, Mēs, deputāti, iesniedzam grozījumus. Mēs mēģinām panākt, lai šis priekšlikums tiktu atsaukts. Tas būtu nozīmējis to, ka mūsu zemnieki nesaņemtu vispār nekādu atbalstu Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mums nevajadzētu balsot uh, pret uh, šo procedūru. Vai kāds uh, vēlas izteikties attiecībā uz AFCO lūgumu? Vai jūs izteiksieties par vai pret uh, šo lūgumu? Par. Jā, jums vārds. Pandēmija ir smagi ietekmējusi Eiropas pilsoņu iniciatīvas, gan organizētāji, gan arī pilsoņi nevarēja piedalīties parakstu vākšanas kampaņās. Mums vajadzētu sniegt viņiem atbalstu. Mums vajadzētu nodrošināt, lai Eiropas galvenais līdzdalības demokrātijas instruments varētu darboties. Pilsoņu iesaisti ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs stiprinātu savienību. Parlamentam vajadzētu pieņemt šo steidzamības procedūru saskaņā ar reglamenta 163. pantu. Mēs vēlamies atbalstīt komisijas priekšlikumu, saskaņā ar kuru tiek ieviesti pagaidu uh, termiņi attiecībā uz uh, kontroles un uh, parakstu vākšanas procesiem par pilsoņu iniciatīvu. Un tas viss tiek darīts, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju mēs esam vienojušies ar lielāko daļu no politiskajām grupām. Liels paldies eh, referentam! Vai kāds vēlas izteikties pret šo priekšlikumu? Šķiet, ka šādu runātāju nav, līdz ar to darba kārtīga, kārtība tiek um, attiecīgi grozīta. Tagad pievērsīsimies debatēm. Pirmās debates ir par protestiem pret rasismu pēc eh, Džordža Floida nāves. Uh, Es vēlētos atgādināt deputātiem, ka šajās debatēs netiek piemērota brīvā mikrofona procedūra. Vēlētos uh, pateikties ministrei Brņāčē, ka viņa ir klāt, un nu dodu viņai uzreiz arī vārdu. Viņa izteiksies padoms vārdā. Thank you. Paldies, uh, priekšādātāji, godāmie deputāti. Liels paldies, ka uzaicinājāt prezidentūru izteikties par um, rasismu. Džordža Floida brutālā nonāvēšana bija šokējoša, un tā ir radījusi ārkārtīgi daudz emociju un protestu ne tikai Amerikas Savienotajās valstīs, bet arī visur pasaulē. Es vēlētos sākumā Horvātijas prezidentūras un padomas vārdā uh, paust līdzjūtību Džordža Floida tuviniekiem un draugiem. Vēlos skaidri norādīt, ka mēs uh, paužam savu solidaritāti visiem rasisma upuriem pasaulē. Uh, Tumšādēno dzīvības ir svarīgas un diskriminācija pret viņiem nav vietas mūsu sabiedrībā. Šie notikumi, kas izraisīja nesenos protestus, galvenokārt saistās ar policijas attieksmi pret afroamerikāņiem un plašākā nozīmē par viņu vietu sabiedrībā. Katras valsts vēsture un politiskais konteksts ir svarīgs, un līdz ar to mēs nevaram pārnest šo situāciju uz Eiropu. Vienlīdzība, cilvēka cieņa, cilvēktiesību ievērošana, dzimuma līdztiesība, kā arī diskriminācijas aizliegums ir Eiropas Savienības pamatvērtības. Mums ir jācīnās pret rasismu, un tas arī ir viens no punktiem Eiropas pamatiesību hārtā. Galu galā mēs noliedzam jebkādu diskrimināciju, kas būtu saistītā ar ādas krāsu, reliģiju, ticību un tā tālāk. Rasu vienlīdzības direktīva pārēdz vienlīdzīgu attieksmi, tāpat arī tiek paplašināta tiesiskā aizsardzība, un tas ir viens no svarīgākajiem instrumentiem Eiropas Savienības līmenī. Tas mums ir ļāvis ne tikai paplašināt aizsardzību attiecībā uz uh, jaunām jomām un nozarēm, tas ir ļāvis arī pilnībā pārveidot uh, mūsu cilvēktiesību struktūru Eiropas Savienībā. Katrā valstī ir iestādes, kas uh, cīnās par vienlīdzīgu attieksmi. Prezidentūra vēlas cīnīties pret rasismu. Tieši tāpēc es ar lielu prieku varu paziņot, ka mēs svinēsim 20. gada dienu, kāda tika pieņemts šis tik svarīgais tiesību instruments. Eh, šo gadienu mēs organizēsim kopā gan Horvātijas prezidentūra, gan padome, eh, gan arī Um, vienlīdzības iestādes uh, visās dalībvalstīs, un šī diena būs 29. jūnijas. Eiropas Savienība ir izveidojusi ļoti spēcīgu tiesisko ietveru. Esam pieņēmuši arī konkrētus tiesību aktus, lai cīnītos pret naidu. Piemēram, 2008. gada pamatlēmums, kas uh, cīnās pret rasismu un ksenofobiju. 2016. gada jūnijā padome aicināja dalībvalstis nodrošināt, lai šīs pamatlēmums tiktu attiecīgi eh, ratificēts un pārnests eh, dalībvalstu tiesību aktos. Bez tam visām dalībvalstīm ir jāveido efektīvas metodes, kas ļautu mums eh, cīnīties pret šādiem naida noziegumiem. 2017. gada oktobra secinājumos padome arī apsveica pasākumus, ko veica padomas augsta līmeņa grupa, kas cīnās pret rasismu, ksenofobiju un cita veida neiecietību. Visi šie pretpasākumi, protams, iet kopā ar izglītību rasisma jomā. Un, protams, mums ir jāstrādā arī ar jauniešiem un ir jāveido um, elastīgums un konfliktu risināšanas prasmes dažādās situācijās. Mēs esam tātad pieņēmuši tiesību aktus, mums ir zināšanas, mums ir informācija. Tāpat arī mēs vēlamies vērsties pret jebkāda veida vardarbību, kuras eh, pamatā būtu uh, rase. Eiropā mums ir jābūt modriem. Mēs eh, nedrīkstam pieļaut, ka būtu daudz manifestāciju, kurās parādītos naidīgi izteikumi pret minoritātēm. Uh, Eh, pamatiesību aģentūra 2018. Eh, gadā pieņēma dokumentus, kuros tika atspoguļots ar kādiem, ar kādām problēmām tumšādainie saskarās Eiropā. Diskriminācija eh, var parādīties meklējot darbu, tāpat arī tā parādās izglītībā, Tā parādās arī meklējot mājokļus. Tieši tāpēc mums vajadzētu šo situāciju uztvert ļoti nopietni. Mūsu mērķis ir cīnīties pret rasismu un darīt to nepārtraukti visā Eiropas Savienībā. Godāmie deputāti, Eiropas Savienība ir apņēmības pilna cīnīties pret visām diskriminācijas formām. Un to mēs vēlamies darīt ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī visā pasaulē. 2019. gada martā padome pieņēma Eiropas Savienības vadlīnijas attiecībā uz um, ārējo darbību. Šajās vadlīnijās ir runāts arī par Eiropas Savienības cilvēktiesību politiku, cīnītos pret uh, diskrimināciju, tā skaitā arī pret rasismu. Un, protams, mums ir jādomā par Eiropas Savienības vērtību izplatīšanu visā pasaulē. Varas ļaunprātīga izmantošana ir jānosoda, un tas ir jādara visur. Sabiedrības, kas saka, ka tās darbojas pēc tiesiskuma un demokrātijas principiem, kas ievēro cilvēktiesības un pamatbrīvības, ir tās, kurām vajadzētu rādīt piemēru. Visām sabiedrībām vajadzētu būt modrām, vajadzētu cīnīties pret pārliecīgu varas izmantošanu. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šādi gadījumi kā Džordža Floyda nāve tiktu pēc iespējas ātrāk izmeklēti un lai tas tiktu darīts pilnībā ievērojot eh, cilvēktiesības. Mēs eh, ticām, ka Amerikas eh, tauta spējas tikt pāri šim, šai problēmai un spēs atrisināt šāda veida situācijas. Rasisms ir problēma ne tikai Amerikā, tā ir problēma arī citur. Protams, ka pienākums cīnīties pret rasismu piemīt visiem - politiķiem, skolotājiem, ierēģiem, vecākiem, pilsoņiem. Tātad visiem. Paldies! Grazie, ministro. E adesso la parola. Paldies. Paldies. Un tagad uh, dodu vārdu Fonderlainas kundzei Lūdzu. Uh, Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, es nezinu, kā tas ir uh, būt ar citādas krāsu. Es nezinu, kā tas uh, ir būt kādas minoritātes, etniskas, reliģiskas, seksuālas grupas um, dalībniekam tajās vietās, kur esmu dzīvējusi. Es nekad neesmu piedzīvojusi, ka pret mani izturētos atšķirīgi tikai mana izskata dēļ. Es nezinu, kā tas ir, ka pret mani izturs ar aizdomām dienu ik pēc dienas, uz ielas iepērkoties, meklējot darbu vai jaunu dzīves vietu, kā mūsu kolēģe tieši tagad stāstīja neticami šeit zālē. Tad dzirdējām, mēs to nezinām, bet mēs zinām ļoti skaidru vienu lietu. Daudzi cilvēki to zina un pilnā balsī mums stāsta par to un saka, ka mēs tolerējam rasismu pārāk ilgu laiku, un tam ir jābeidzas, dāmas un kungi deputāti. Tie cilvēki, kas iziet demonstrācijās mūsu uh, ielās mūsu valstīs, abās Atlantijas okeāna pusēs un visā pasaulē paceļ balsi, lai sadzirdētu viņus. Ir pienācis laiks darīt ko vairāk nekā tikai uzklausīt. Ir pienācis laiks runāt atklāti par rasismu un runāt godīgi. Un tādēļ es gribētu teikt jums paldies par to, ka šis jautājums ir iekļauts darba kārtībā un tas ir pirmais punkts plenārsēdes darba kārtībā. Godātie deputāti, kā sabiedrība mums ir jāsaskars ar realitāti, mums jācīnās pret rasismu un uh, diskrimināciju, pret uh, redzamu diskrimināciju, protams, bet arī pret uh, rasismu un diskrimināciju, kas eh, ir eh, uz eh, slēptākas neapzinātas bāzes. Viss, de, viss rasisms jāapkaro. Uh, meklējot darba vietu, meklējot dzīves vietu, izglītībā, veselības aizsardzības pakalpojumu saņemšanā, migrācijā un citur. Mums ir jāapvieno spēki visos līmeņos - Eiropas, nacionālos, vietējos valsts un a, privātā sektorā, a, biznesa jomā un sabiedrībā. Un katrs no mums kā pilsoņas veido Eiropa, kas ir vienlīdzīgāka, cilvēcīgāka, godīgāka un taisnīgāka. Un jābūt ir pilnīgi skaidrom. Eiropas Savienībā nav vietas rasismam vai jebkādai diskriminācijas a, formai. Tas ir pilnīgi skaidri. Un uh, godātie deputāti kopā mums ir eh, jāatbild uz sarežģītiem jautājumiem. Kādēļ eh, rasisms un eh, demokrātija pastāv mūsu sabiedrībās? Kādēļ politiskās partijas atbalstot ksenofobiju un rasismu vēlēšanās ir piedalījušies un kādēļ politiskie, sociāli un akadēmiskie uh, līmeņi redz un kādēļ citi ir nabadzīgāki. Ko mēs varam darīt izglītības jomā, nodarbinātības, veselības aizsardzības, dzīvokļu un citās jomās, lai izveidotu atklātāku, godīgāku un apzinīgāku sabiedrību? Ko mēs varam darīt, lai mūsu institūcijas labāk pārstāvētu mūsu Eiropas sabiedrību pārstāvniecību? tas nav tikai atsevišķu sektoru jautājums, arī tas nav darbs kādam atsevišķam komisāram. Tādēļ es šeit esmu kā Eiropas Savienības komisijas priekšsādātāju, un es gribu uh, visā dziļumā šo jautājumu uh, risināt. Nākamnedēļ kolēģijā, kolēģijā mēs uh, runāsim uh, par uh, šo problēmu un paraudzīsimies arī šeit, uh, plenārsēdē uh, ap mums. Mūsu sabiedrības uh, dažādība nav uh, pārstāvēt, un es būšu pirmā pār atzīt, ka uh, lietas nav labāk uh, komisāru uh, kolēģijā vai arī Eiropas komisijas darbinieka vidū. Un tādēļ es gribu teikt, ka mums ir jārunā par rasismu un jādarbojas. Vienmēr ir iespējams mainīt, ja ir vēlme eh, to darīt. Neliels eh, piemērs, eh, pavisam neliels piemērs solim pareizajā virzienā. Es to pieredzēju tad, kad biju aizsardzības ministra manā valstī rekrutēšanas sistēma Vācijā vienmēr atbalstīja tādu pašu formu. Bija izcili kandidāti un dažkārt tādi kandidāti, kas runāja ja, un pie zināšanas viņiem bija arābu vai farsi valodās, un šīs uh, spējas netika tik pietiekam augstu novērtētas. Taču uh, šādu uh, zināšanu klātbūtne. Uh, ārzemēs darbojoties varētu būt ļoti nozīmīga, lai saglabātu dzīvības. Un tad pēc analīzes un pārdomu posma uh, notika izmaiņas, un Vācijas armijas rekrutēšanas sistēma tika mainīta, un tas nāca par labu Vācijas armijai, tas nāca par labu sabiedrībai, un pat labam tā ir kļuvusi par labāku, godīgāku sistēmu arī karavīru rekrutēšanā. Tātad mēs varam mainīties, ja ir politiskā vēlme un vēlme rīkoties tā. Godētie deputāti, mums jārunā par rasismu būt, un es, jābūt atklātiem. Mēs nesākam no nulles Eiropas Savienībā. Diskriminācija ir aizliega, aizliegta visaugstākajā iespējamā līmenī. Es atsaucos uz mūsu līgumiem, pamatiesību hartu un. Tāpat arī Eiropas uh, likuma pret uh, rasismu, uh, etnisko uh, diskrimināciju, naida runu uh, ir pieņemti direktīvas mūsu uh, pamat ietveru un arī aizliegums jebkādu diskrimināciju veikt un ksenofobiju pieminēšu tikai dažus, un tāpat arī dalība valsts augstā līmenī cīnās pret rasismu, ksenofobiju un jebkuru uh, netolerances uh, formu mums ir daudz. Tas arī uh, organizācijas, un tāpat arī gribu pieminēt dažus arī Eiropas uh, rīcība ir bijusi, taču mums ir jādarbojas vēl intensīvāk. Esmu priecīgi dzīvot sabiedrībā, kas nosoda rasismu, taču mēs nevaram apstāties šeit, jo mums ja saskaramies ar ko, tad uzreiz jādarbojas. Mums uzreiz ir jāapzinās, ka vērīgums un apziņa sākas ļoti nelielā līmenī, un katrs no mums Eh, ir iesaistīts. Un eh, redzēšana nozīmē arī iekļaušanu. Mums pašiem apzināšanās nozīmē arī pretoties eh, diskriminācijai un arī pārjautojot par tām privilēģijām, kas liekas pašas par sevi eksistē. Taču, cienītie deputāti, Eiropas Savienības moto ir vienota daudzveidībā. Mūsu mērķis ir piepildīt šos vārdus ar uh, saturu un dzīvi, un tādēļ es uh, ar nepacietību gaidu uh, diskusijas par labāku Eiropu vienotu un daudzveidībā. Vienoti daudzveidībā. Paldies! Grazie, grazie, prezidente! Paldies! Paldies! Paldies par to, ka ieradāties. Uh, komisijas priekšsēdājas kundze, un tagad uh, politisko frakciju vārdā uzstāsies uh, runātāji, uh, pirmā uh, runātāja tautas partijas vārdā. Jā. Uh, piecelties kājās ar visu sirdi cīnīties pret jebkuru rasisma formu. Tas ir tas, ko es redzu, un tas arī ir mūsu deputātu pienākums šeit plenārsēdē. Kādēļ tas ir tik nozīmīgi, lai mums būtu kopējs teksts, lai mēs visu kopā vienā un spēcīgā balsī uzstātos, noraidot un nosotot absolūti rasismu? paužot mūsu solidaritātu ar visiem tiem, kas cieš no diskriminācijas. Mums ir jādod ļoti spēcīga ziņa. Džordža Floyda vardarbībā un nāve visā pasaulē noveda pie tā, ka notiek demonstrācijas pret policijas uh, vardarbīgu rīcību un uh, apvienojas uh, ļoti dažādi jaunieši un cīnās pret uh, to. Bet es gribu uh, teikt, ka tie uh, savukārt policijas darbinieki, kas, uh, piemēram, cienīgi darbojas, uh, viņiem uh, darbs policijā ir aicinājums. Uh, un mēs varam būt lepni par daudziem aspektiem, taču kā cilvēki mēs nevaram, mēs nevaram neredzēt to, kas notiek, un mums ir jākaunēs par dažādiem arī vēstures noteikumiem, piemēram, kuģi pilni ar vergiem otrā pasaules karā notikušais. Un, uh, Jāsaka, ka pat labam mēs cīnāmies par labāku nākotni ar noteikumiem, ko veidojam, ar ikdienas darbu, ar ikdienas politisko darbību, kas visiem bez jebkādas diskriminācijas piešķir vienādas pieejas un ir jāizskauž rasisms. Paldies! Paldies. Nākamā runātāja Garcija Peres sociāldemokrāta vārdā. No puedo res. Lielas paldies. Es nevaru elpot, tie ir Džordža Floida vārdi. Vairāk nekā astoņas minūtes ilgi eh, viņš agonēja, un uh, Tas ir kliedziens, tas ir kliedziens par nevienlīdzību, par realitāti mūsu laikos. Kāpēc eh, policisti vairāk mēģina nosmacēt melnos, nevis baltos? Kāpēc eh, medicīnas krīze un arī ekonomiskā krīze, ko izraisīja Covid, eh, apslāpē vairāk tieši melnādainos, nevis baltādainos cilvēkus? Roza Parks nonāca cietumā, tāpēc, ka viņa nevēlējās atdot savu vietu autobusā baltādainos ievainotajam vīrietim un nevēlējās atrasties autobusa aizmugurē. Mārtiņš Luters Kings arī samaksāja ar savu dzīvību, un viņš cieta ārkārtīgi daudz no rasisma un diskriminācijas Amerikas Savienotajās valstīs. Tomēr uh, tas nav nodrošinājis to, ka viņu sapņi tagad būtu nonāvēti. Gal galā te ir runa par miljoniem cilvēku, kas pēdējās nedēļās ir izgājuši ielās visā pasaulē, un tas mums ir atdevis cerību. Uh, Šī cerība mūs aicina arī uzņemties pienākumus. Mums, kā politiķiem, ir pienākums vērsties pret šo struktūrālo rasismu, kas vēl ar vienu pastāv mūsu pilsētās, mūsu tautās. Kopš 2008. gada padome mēģina pieņemt direktīvu pret diskrimināciju. Es redzu šeit dalīkundze, es ceru, ka viņa būs mūsu sabiedrotā, kas mēģinās panākt, lai šis tiesību akts tiktu beidzot atbloķēts. Mums ir vajadzīgi tiesību akti, lai mēs pieliktu punktu rasismam arī šeit, Eiropā. Uh, Vēl ar vien Eiropā parādās politiskās partijas, kas atklāti sevi sauc par rasistiskām. Ir tautas, kas nepazīst savu vēsturi, un viņas ir nolemtas šīs vēstures atkārtošanai. Te runa par diskrimināciju, un šāda veida politika vienmēr izgāzīsies. Mums ir jāatcerās par mūsu sabiedrību. Galu galā mūsu sabiedrība pieprasa, lai visu sabiedrības locekļos uzskatītu par vienlīdzīgiem. Šīs balsis ielās ir mums atgādinājušas, ka arī tumšādieniem cilvēkiem ir jādzīvo, un mums vajadzētu beidzot panākt, lai šie baltie ceļgali nebūtu visu laiku uz melnajiem kakliem. Liels paldies! Tagad vārds ir Čolas kungam, eh, Riņu grupas. Paldies, nākamais runātājs Čolas kungs. Dārgie kolēģi, Visas dzīves ir uh, nozīmīgas, arī melnādaina cilvēka dzīves ir nozīmīgas, un uh, Džordža Floida nāve bija šausminoša. Ir nepieciešams respekts uh, attiecībā uz cilvēku dzīvi, bet būsim godīgi, rasisms nav tikai uh, Amerikas problēma, tā ir problēma arī Eiropā, un tas, kas notiek Amerikā ar uh, Džordžu Floidu un viņa nāves uh, vardarbība un cilvēku dzīves respekta trūkums, uh, liek pārdomāt uh, un uh, vairāk uh, skatīt skatīties arī, kas notiek. Mums ir atšķirīga vēsturiskā pieredze, rasisms un diskriminācija eksistē gan rietumos, gan austrumos arī Eiropas Savienībā un pārāk daudz arī struktūrāli, institucionāli norāda uz atšķirību un atšķirībā mūsu sabiedrībā. Diemžēl arī daži politiķi spēlē ar šīm bailēm, lai Uh, gūtu uh, panākums vēlēšanās. Nav jābūt bailēm, ja kāds ir atšķirīgs uh, no citiem, un tas nav iespējams, ja uh, sabiedrība uh, to atbalsta. Manuprāt, uh, Eiropai no daudzveidības jāgūst uh, ieguvums, uh, ir uh, jāatbalsta atšķirība, uh, nav pieļaujama nekāda diskriminācija. Uh, Mums nav jāuzspiež, bet ir eh, jāattīsta sabiedrība. Mums ir jāsāk ar eh, mums pašiem un mans politiskās eh, grupas vārdā. Es gribētu piedāvāt visām trim Eiropas institūcijām darboties kopā šajā jomā - parlamentam, komisijai un padomei. Mums ir jāapsēžas pie galda un jāpajaugās, vai mūsu institūcijās pietiekami tiek atspoguļot mūsu savienības daudzveidība. Jūs, priekšstādājs kundze un arī padomu, aicinu atbalstīt darba grupas izveidošanu par šo tēmu. Mums ir jāveido iekļaujoša sabiedrība, sākot ar mums pašiem. Mums pašiem jābūt iekļaujošākiem un sāksim darboties pašiem. Un, ja nevar respektēsim to pašu, tad nevaram prasīt no citiem. Rasisms un diskriminācija ir kaunpilna mūsu kopējās vēstures daļa un, diemžēl, uh, redzam dažas tendences klātbūtnē. Mums ir jārūpējas par to, ka diskriminācija un rasisms nav mūsu nākotnes daļa. Paldies! Paldies! ID grupas vārdā Čekardīkums. Grazie, prezidente! La morte! Paldies, priekšsādātāja kungs! Vardarbības bojā gāja cilvēks ir nepieciešama taisnīguma uh, nodibināšana. Džordžs Lloyds gāja bojā. Uh, starptautiskajā presē mēs redzam, uh, ka dažkārt atsevišķas dzīvības ir uh, vērtīgākas par citiem. Mēs runājam arī par 2. jūnijā bojā gājušu cilvēku ka dzīvību, kas, me, kas um, mēģināja pretoties uzbrucējiem, uh, uh, arī uh, viņš bija nevainīgs un tumšādēns, bet nebija um, ne demonstrācija, ne preses uzmanības. Mēs redzam, ka ASV protesti ir kļuvuši aizvien plašāk vardarbīgāki un arī Eiropā tie ir vēršanās pret policijas spēkiem, tāpat arī pret pieminekļiem. Uh, Piemēram, arī uh, Kristofera uh, Kolumba uh, pieminek, vēršas pret uh, viņa pieminekļiem, pārmetot uh, rasismu. Taču jāsaka arī, ka visā pasaulē izplatās uh, nezinātība un uh, muļķība, kas uh, vēlas uh, mūsu uh, vēsturu grozīt. Paldies! Priekšsēdētāji, komisijas priekšsētātājas kundze, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Dažas dienas pēc uh, George Floyd nogalināšanas uh, es uh, liku gulēt savu jaunāko meitu, un uh, viņa man jautāja, vai viņi mani arī nogalinās koloniālisms eh, arī ir noteicis, kādas eh, gadsimtiem ir bijušas Eiropas un Amerikas sabiedrības. Tādējādi ir radušies ļoti dziļi iesaknojušies aizspriedumi un nevienlīdzība, kas joprojām nogalina cilvēkus. Protams, ka strukturālais res, rasisms Eiropā ir atšķirīgs no tā, kas eh, valda ASV, Mums nav vienāda vēsture attiecībā uz verdzību un linčošanu, bet mums arī e, Eiropā ir pierādījumi par e, šausmu darbiem, kas ir pastrādāti Eiropā, kas joprojām izpaužas policijas brutalitātes veidā. Turklāt Pavisam vēl nesen uh, ir uh, bijušas masveida nogalināšanas pret minoritātēm, pret romiem, piemēram, un neviens uh, nebūs brīvs, kamēr visi nebūs brīvi. Mums ir jāraida spēcīgs signāls ASV, bet arī jāsavāc pašiem sava durvju priekša. Šis parlaments un jūsu komisija definēs to, kā Eiropa strādās aktīvāk, lai panāktu ilgtspējīgu sabiedrību, kas nevienu neatstāja novārtā. Mēs nedrīkstam pieļaut rasismu un diskrimināciju. Pirmais solis būtu atbloķēt pretdiskriminācijas direktīvu, kas ir ieslēgu, iestrēgusi padomē kopš 2008. gada. Priekšsēdētājs kundze, es aicinu jūs un gaidāmo Vācijas prezidentūru uh, Uh, izmantot šo uh, vēsturisko uh, iespēju veikt labojums. Šovakar es gribu likt gulēt savu meitu un apliecināt viņai, ka viņa varēs būt droša, jo Eiropas Savienībā mēs nepakļaujamies naidam. Uh, Uh, un neiecietībai un neļausim sevi apklusināt. Un es jūs uh, aicinu to darīt tagad, kad tad vēl, ja ne tagad. Un to es aicinu jūs darīt savas meitas vārdā. Paldies. Tagad uh, Tērča kungs no e KR grupas. Paldies, priekšādātāji. Jā, Eiropas Savienībā mēs tagad uh, klausāmies daudz liekulības, ka mēs it kā esam ļoti labi šeit Eiropā. Mēs uh, mēģinam tagad uh, vērsties pret amerikāņiem, vēlamies izvērst lielu kampaņu. Gribu jums nolasīt kaut ko tādu, ko ir uzrakstījis Eiropietis. Eiropietis, kurām ir sabiedrotie šajā uh, zālē. Tie ir maitas putni, hienas, zvēri cilvēka formā, kas izplata naidu, šausmīgu naidu. Tie ir tā kā mm, mākslīgie zobi, kas ir iekrāsoti zaļā krāsā, un to pārstāv uh, katalāņu valoda. Tātad tas ir Torre, tas ir Katalonijas uh, pašpārvaldes vadītājs, un viņš ir arī Puģdemona partijā. Viņš ir šeit, šajā zālē. Uh, Torra ir Sančesa sabiedrotais, pašreizējā Sančesa valdībā. Viņš ir arī sabiedrotais komunistiem, sociālistiem. Viņš ir rasists. Viņš vada daļu Spānijas, un viņš vēršas pret Spāņiem. Tas viss notiek uh, Eiropā. Mums nevajag skatīties uz Ameriku. Amerikā, protams, 25. maijā bija ļoti traģisks notikums, noziedzīgs nodarījums. Policists nogalināja tumšādaino tumšādaino, kas bija bēdzis no policijas, kurām bija daudz um, iepriekš piešķirtu sodu. Viņš nomira, un viņa nāve pēkšņi izraisīja rasisma vilni. Rasismu pret Amerikas sistēmu. Tas ir naida vilnis, naids pret to, kas notiek Ziemeļamerikā, un īsnībā tas pašlaik tiek vērsts arī pret Amerikas Savienotajām valstīm, un uh, tiek veikts, veiktas arī dažādas dezinformācijas kampaņas. Omarģī kungs, Guja grupas vārdā. Paldies, priekšsādātāji! Tas ir mūsu parlamenta gods uh, atvērt uh, šo plenārsēdu ar šīm debatēm, un visas mūsu grupas vārdā gribētu jums par to pateikties. Jā, tāds traģisks notikums uh, ir kļuvis par milzīgu politisku notikumu. Šīs stingzinošās astoņas minūtes, kuras ilga Džordža Floida nogalināšana, um, Un um, tas uh, ir bijis par iemeslu protestu uzsākumam pret policijas vārdarbību. Un mūsu šodienas sašutums arī parāda, uh, cik uh, mums svarīgs ir šīs vērtības. Un tāpēc mēs uh, nostājamies uh, šīs kustības pusē, cīnoties pret policijas vārdarbību un rasismu. Ir jāsniedz konkrēta atbilda. Uh, um, jāievēro tiesiskums un vienlīdzība. Mums, domājot par šiem notikumiem, arī jāraugās ar skaidru prātu uz mūsu vēsturi, un mums ir jāsaprot, ka šis notikums uh, atgādina par uh, šo nevienlīdzību, kas gadu simtiem pret mēlnādaņiem ir valdījusi gan ASV, gan uh, Eiropā. Paturēsim prātā, ka mūsdienu Eiropas vēsture ir uh, arī uh, kā spriedze starp uh, barbarismu un civilizētību. Un neskatoties uz uh, šo te pozitīvo uh, Atcerēsimies, ka rasu uh, hierarhiju uh, teorijas tika radītas, lai attaisnotu kolonizāciju, verdzību un holokaustu. Tātad, uh, ja mēs vēlamies iznīdēt šo ļaunumu, tad uh, mums ir jāturpina cīnīties ar pret šiem konstruktiem. Uh, tā ir visa šī te vārdarbības eh, sistēma, arī ekonomiskās vārdarbības sistēma, pret kuru jācīnās, jo mēs uh, piedzīvojam sociālās uh, nevienlīdzības, kas joprojām turpinās, uh, balstoties uz rasu pamatiem. Un tas ir tas darbs, kas mums ir jāpaveic priekšsēdētāja kungs. Tam ir arī tāda simboliska nozīme. Uh, Un tieši tāpēc mums ir šajā parlamentā, Eiropas parlamentā, tā kā to prasa mūsu rezolūcija, jāpasludina, ka e, verdzība ir noziegums pret cilvēci un kopā mums ir e, jārīkojas, lai e, pret to cīnītos. Paldies, un tagad Ferāras kundze no politiskajām grupām nepiedarošo deputātu. Paldies, priekšsēdētāji! Šausminošā Džordža Floida nāve ir izraisījusi sašutumu vilnu visā pasaulē. Cilvēki iziet ielās, protestē. Tas, kas ar viņu notika, nav atsevišķs gadījums. Mums ir jācīnās pret rasismu un vardarbību ir jācīnās pret šo fenomenu bez nekādas liekulības un jācīnās pret visa veida rasismu. Protams, visredzamākie ir šie vardarbīgie gadījumi, bet jādomā arī par to, ko mēs neredzam. Šis te slēptais rasisms, kas slēpjas aiz labdarības un līdzjūtības, izrādot tādu kā morālu pārākumu. Uh, Uh, lai um, izrādītu to pret uh, melnādainiem cilvēkiem. Cilvēki tādējādi tiek apvainoti. Mums vēl ir daudz jācīnās uh, uh pret uh, sociālām priekšrocībām. Uh, Uh, un arī politiskā cīņa uh, jāpanāk uh, šiem cilvēkiem, ka viņi var izmantot pilnas savas tiesības politiski un sociāli iesaistoties. Tā ir atbilde uz jebkāda veida nevienlīdzīgu attieksmi. To mēs sagaidām no Eiropas Savienības un dalību valstīm. Paldies, tagad Gonzālais Ponskungs, lūdzu. Lielas paldies, priekšādātāji. Nu, mēs tagad eh, klausamies, ko, kas te tiek teikts. Mēs visi esam pret rasismu. Rasisti ir kādi citi. Taču eh, Džordža uh, Floida seja atspoguļojas arī mūsu sejās. Tātad te ir runa par koncentrācijas nometnēm, kura miera uh, eh, miljoniem ebreju, un šīs koncentrācijas nometnes atradās uh, Eiropā. Rasismu nevar izārstēt ar propagandu vai ar statuju gāšanu. Tāpat arī rasismu mēs neizlabosim vēršoties pret policistiem. Tikai tad, kad visas baznīcas, sinagogas un Mošejas būs mūsu sinagogas, mošejas un baznīcas, mēs būsim rasismu pārvarējuši. Vēršanās pret rasismu ir kultūra. Rasisms ir vissmagākā pandēmija, kas skar cilvēci. Mēs gadsimtiem ilgi cīnāmies pret rasismu. Mēs eh, tagad eh, mēģinām piemērot karantīnu, bet es uzskatu, ka mums vienkārši vajadzētu sākt reālu cīņu. Paldies, kolēģi! Tad tagad uh, Incer kundze, viena minūte lūdzu nākamā runātāja. The microphone, ah, now it's on. Fru talman! Jā, paldies, priekšsēdētāji. Ādas krāsa, eh, dzimšanas vieta vai ticība. Um, tas taču nav drauds, eh, draudu draudus rada uh, rasisms, un Džordža Floida nogalināšana ir tikai viens atsevišķs gadījums, kādu ir tik daudz gan ASV, gan pie mums Eiropā. Šīs demonstrācijas pret rasismu izrāda solidaritāti pret visiem melnādainajiem un arī runā par to, uh, ka cilvēki saskars ar šo te struktūrālo uh, rasismu, bet šie protesti parāda arī uh, protestus pret struktūrālo rasismu un diskrimināciju, kas ir Eiropas Savienībā. Um, tas izpaužas ne tikai kā rasu teorijas, bet arī ikdienas dzīvē. Mēs uh, redzam, ka uh, Eh, sabiedrības eh, sadarbības formās, institūcijās, eh, skolās un citur tas izpaužas. Dargie kolēģi, mūsu līdzpilsoņi ir pelnījuši ko labāku Eiropas moto, vajadzētu būt nevis vienoti daudzveidībā, un tur ir runa tikai par nacionālo daudzveidību, bet arī cita veida daudzveidību. Uh, Un tāpēc es gribētu uh, visus šeit aicināt balsos par šo te rezolūciju pret rasismu un to arī īstenot. Paldies! Paldies! Viena minūte uh, Rafaēlas kundzei lūdzu. George Floyd. George Floyds, Rihanna Taylora, Richards Bluks, Mičerīkas, Adama Triora. Uh, Daudzi ir kļuvuši par upuriem, un vēl daudz upuru būs, ja mēs nerīkosimies. Es eh, atbalstu visus, kuri protestē pret policijas vārdarbību, eh, sistemātisku diskrimināciju, netaisnīgumu un institucionālo rasismu cilvēki prasa rīcību no mūsu pašu institūcijām un no mūsu pašu dalībvalstīm. Vai tad mēs neesam mācījušies no vēstures? Mēs dzirdam, ka mums ir eh, jāatbalsta progress, bet ja mani prieksteči redzētu, kāda šobrīd ir sabiedrība, vai viņi tiešām eh, konstatētu, ka mums ir patiesa vienlīdzība un cilvēka cieņa tiek ievērot. Vienoti daudzveidībā ir tas, ko mēs uh, sākām Eiropas Savienībā. Nu tad rīkosimies arī attiecīgi. Mums ir vajadzīgs pamatīgs izmaiņas mūsu institūcijās, lai visi Eiropas pilsoņi šeit būtu pārstāvēti. Jauna Eiropiešu paudze arī vēlas savu vietu pie galda. Viņi uh, tiešām arī strādās. Melnodzīvības ir vērtība. Thank you. Paldies. Un tagad viena minūte Rivjēras kungam lūdzu. Es jau nevaru. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Fonderlajens kundze, eh, kāda cilvēka eh, nāves eh, instrumentalizācija ir amorāla, lai arī cik tur nerastu attaisnojums. Šie notikumi E, ir ieviesuši mūsu kontinentā, kontinentā tādus e, svešus aspektus. E, tā vietā, lai cīnītos pret statujām un postītu veikals un ielas, es aicinu svinēt mūsu valsts vēsturi. Gribu atgādināt, ka Eiropas civilizācija bija pirmā pasaulē, kura atcēla verdzību, kamēr tā turpinājās visā pasaulē. Uh, Es gribētu tomēr atbalstīt uh, um, vārdarbības upurus. Negribu uh, šķirot cilvēkus pēc uh, rasēm, gribu uzsvērt pilsonību, pilsoņu pienākumus. Un uh, ir skandalozi uh, runāt par vienu vai citu rasismu. Viss rasisms ir jānosoda. Paldies. Tagad viena minūte Herzbergers kundzei. Lūdzu. Pufenā. No savas puses, es kā melnādanā sieviete Eiropā esmu ne tikai piedzīvojusi rasismu šeit, esmu piedzīvojusi arī pēdējos 40 gados Eiropas rasismu. Tas, kas šobrīd pasaulē notiek, ir eh, koloniālo struktūru uh, um, pastāvēšanu, kas pastāv jau simtiem gadu. Te nav runa par individiem, te ir runa par sistemātisku, institucionalizētu rasismu, kas atstumi visas minoritātes. Es šeit nerunāju tikai par uh, policijas spēkiem. Esmu piedzīvojusi policijas vārdarbību, un es gribētu, lai uh, tiktu spriesta tiesa uh, par visiem gadījumiem, kad ir bojā gājušie un cietušie. Te nav runa par, tikai par melnādājumiem Eiropā, par visiem melnādājumiem un viņu pēctečiem. Un tie cilvēki arī jāpiemina, kas turpiniet bojā vidusjūrā. Es gribu pateikt, ka visas melnās dzīvības ir vērtības vienalga, vai viņi ir uh, Mm, Eiropas pilsoņi vai nē, arī transpersonas, sievietes eh, melnādainās ir vērtība, un es kā pasniedzēja, eh, kā skolotāja eh, esmu redzējusi, kā mm, bērniem ir jācieš, un šis te naids tiek pamanīts, un bērni no tā cieš, un mēs kā jau Mārtiņš Luters Kings teica, mums ir e, jāsadzīvo kopā, brālīgi, visādi citādi. Mēs visi kopīgi mirsim kā idioti. Thank you. Paldies. Tagad viena minūte Džambātska kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātā Eiropas komisijas priekšsādātājs kundze, godātie kolēģi, visas dzīvības ir vērtība. Ja mēs to ignorēsim un uh, uzskatīsim, ka tikai vienas uh, rases uh, pārstāvji ir vērtīgi, tad tas arī ir rasisms. Ir rasisms arī teikt, ka tikai viena rase ir nozīmīga. Lūdzu, uh, izvēlieties savu darbības virzienu, vai nu mēs cienīsim visu dzīvības, vai jūs varēs apvainot rasisma atbalstīšanā. Ja jūs kāda viena cilvēka traģēdiju izmantojat saviem politiskajam ieguvumam, um, tas nav pieņemam, to izmanto kreisie spēki un rasisti eh, kolēģiem, kas šobrīd ir uzvilkuši zināmus eh, tēkreklus. Eh, atgādināšu, cik daudz dzīvības. Uh, uh, tika upurēts bolševikiem un uh, komunistiem. Uh, Tas arī ir rasisms. Mani uh, priekšteči cīnījās pret turkiem, kas uh, paverdzināja bulgārus, bet viņi to darīja tādā godīgā veidā ar ieročiem. Viņi nebija marodieri, viņi uh, ne runāja par cilvēku izcelsmi. Nav godīgi pārmest kādam viņa izcelsmi. Mēs nedrīkstam kādu apvainot viņa rases dēļ. Mēs nedrīkstam kādam likt justies vainīgam viņa izcelsmes dēļ. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Es ne tikai nekaunos par savu izcēlesmi un par savu tautu, tieši pretēji es esmu lepns, ka uh, varu piederēt šai senajai nācijai. Paldies! Vēlamie kungs, viena minūte lūdzu. Priekšādātāji, Džordž Floyds nomira, viņam uzbruka trīs policisti Minnesotā, un tā trīs nedēļas vēlāk uh, Čir, eh, eh, Vinsona Čērčila un Šarla de Golla statujas tiek gāstas. Jā, Eiropa var apvainot rasismā, bet mēs necīnāmies pret netaisnību ar cita veida netaisnību. Eh, Džordža Floida nāve tagad liek apvainot pilnīgi visus policistus Eiropā. Mēs nedrīkstētu to visu tā sapludināt kopā. Ir policisti, kas ir atdevuši savas dzīvības mūsu miera, mūsu drošības vārdā. Mēs eh, nevaram cīnīties pret eh, rasismu ar šāda veida izjūtām. Kā mēs varam aizstāvēt to, ka um, Eiropā um, visās valstīs tiekot piemērots struktūrālais rasisms pilnīgi visās nozarēs? Uh, Es uzskatu, ka mēs visi esam devuši savu ieguldījumu, lai nodrošinātu tādu izglītības un migrācijas sistēmu, kas ir viena no dāsnākajām pasaulē. Ja mēs eh, mēģināsim eh, nākt klajā ar šādiem apvainojumiem, mēs eh, savu sabiedrību tikai sašķelsim. Rasismu mēs neapkarosim ar šāda veida šķelšanu. Protams, ka Eiropai ir savas vājās puses vēsturē, bet mēs 24 gadsimtus esam mēģinājuši veidot šo mūsu kopējo kultūru. Vai mēs eh, tiešām pieņemsim tādu rezolūciju, kas eh, runās par šādu šķelšanos? Visas dzīvības ir svarīgas. Minute, Pirī kundze, viena minūte. Priekšādātāji kolēģi, šomēnes mēs esam pieredzējuši to, ka tūkstošiem cilvēku iziet eh, ielās, lai pieprasītu taisnību pēc Džordža Floida nonāvēšanas. Policists astoņas minūtes turēja cēli uz Džordža Floida kakla un vienlaicīgi viņam tika likti rokdzelži. Džordža Floida nonāvēšana nav izņēmuma gadījums. Ir ārkārtīgi daudz afroamerikāņu, kas ir gājuši bojā šādos incidentos. Cilvēki pieprasa taisnību ne tikai Džordža Floida gadījumā, bet arī attiecībā uz visām tām nevainīgajām dzīvībām, kas ir uh, zaudētas. Institucionālais rasisms nav nekas jauns. Šī kustība tomēr ir daudz spēcīgāka nekā jebkad iepriekš. Jauni, veci, balti, melni visi pieprasa izmaiņas sistēmā. Aicinājums nodrošināt taisnīgumu ātri vien parādījās arī Eiropā. Te nav runa tikai par ekskluzīvu amerikāņu problēmu. Arī Eiropā diskriminācija, kas ir balstīta uz rasi, ir dziļi iesakņojusies gan mūsu mūsu institūcijās, gan sabiedrībā. Mums arī ir kaut kas jādara, lai atsauktos uz šo aicinājumu. Mums vajadzētu arī saprast, ka mums ir ļoti smaga, tumša koloniālisma vēsture un tā ietekmē uh, mūsdienu dzīvi un sabiedrību, jo īpaši tumšādainos cilvēkus. Uzskatu, ka tagad ir pienācis īstais brīdis, lai mēs kaut, kā, kaut ko mainītu lietas labā. Paldies, tagad viena minūte Kaufmanas kundzei. Runātāji nav ieslēgts mikrofons. That's a false start. Kaut kā nelabi iesāku. Paldies! Godāmie kolēģi! Vai jūs varētu iedomāties, kas notiek mātes sirdī, ja e, meita viņai katru dienu saka, man nepatīk man ādas krāsa, es gribu būt balta, vai tu vari izdarīt tā, lai es būtu balta? Uh, Vai jūs varat to iedomāties? Es varu to iedomāties, jo ar mani tas notiek. Man ir ļoti skaists, tumšādains vīrs, un man ir divi skaisti bērni, kam ir citādāk ādas krāsa nekā man. Tieši tāpēc šīs dienas debates ir tik svarīgas. Ļausim, lai Džordžs Floyds kaut ko izmaina, lai mēs varētu vērsties pret šiem naidīgiem izteikumiem un diskrimināciju. Agrāk to izdarīt bija grūti. Eiropa ir viens no progresīvākajiem kontinentiem, ja runa par cilvēktiesībām, vērtībām. Bet uh, Fonderlainas kundzē, pēdējo dienu laikā esmu bijusi mazliet vīlusies. Šodien jūs nācāt klajā ar ļoti uh, skaidru un spēcīgu paziņojumu, bet eh, pēdējās dienās padoma ir bijusi pārāk klusa un no komisijas puses arī nekas nav izskanējis. Mums vajadzētu nodrošināt, lai visi bērni, no, neatkarīgi no to ādas krāsas, varētu dzīvot un augt labklājībā. Paldies! Tagad viena minūte Festa kungam. Jā, liels paldies! Struktūrālais rasms Eiropā man šķiet kaut kas uh, dīvains. Mēs redzam, ka Eiropas pilsētās ir nelegāli imigranti, kas uh, demonstrē, kas iziet demonstrācijās, lai pieprasītu uh, iespēju palikt šeit uz visiem laikiem. Mēs redzam, ka uh, Magrebas um, pārstāvji un čečenieši cīnās Francijas ielās arī tas neliecina par struktūrālu rasismu. Uh, Arī um, Beļģijas un Nīderlandes uh, pilsētās ir uh, tādi rajoni, kur policisti pat uh, baidās iebraukt konkrētos rajonos, un tas arī man neizskatās pēc struktūrāla rasisma. Ir simte tūkstošiem afrikāņu, kas vēlas nokļūt Eiropā. Ir tāds ļoti vienkāršs Eh, risinājums. Ja jūs uzskatāt, ka pastāv šāds struktūrāls rasisms, varbūt apturiet šo globālu kompaktu par migrāciju uz kādiem desmit gadiem, ja jūs tiešām gribat vērsties pret šo struktūrālo rasismu, kas it kā pastāv Eiropas institūcijās. Lielas paldies! Eh, nākamā runātāja - Korfildas kundze. Džordža Floida nāve 25. maijā Minneapolisē, protams, mūsos izraisa sašutumu, un tas ir pareizi. Ir pārāk daudz tumšādainu amerikāņu, kas pēdējās desmitgadēs ir miruši policijas vārdarbības dēļ, un kuru m, mm, lietas vēl ar vienu nav atrasinātas. Jā, Amerikā pastāv šis sistēmiskais rasisms, taču arī mūsu Eiropas demokrātijā un mūsu sabiedrībā pastāv šāds sistēmisks rasisms. Uh, Eiropieši mm, nevar piekļūt mājokļiem, izglītībai, darba vietām tikai tāpēc, ka e, viņu rase ir atšķirīga no viņu vecāku rases. Tāpat arī mēs redzam, ka tas pats notiek mūsu institūcijās, pat parlamentā. Mēs nevaram nodrošināt pilnīgu līdztiesību pat mūsu administrācijā. Uh, Mūsu pilsoņi cieša no policijas uzbrukumiem, dažkārt viņi cieši arī no policijas vardarbības, tiek veiktas atkārtotas policijas pārbaudes, un mēs aizmirstam par to, ka tam ir tāda sistēmiska um, īpašība. Uh, Tas viss notiek gan Bēļijā, gan Nīderlandē, gan arī citās kaimiņu valstīs. Mums vajadzētu beidzot pielikt punktu šīm ikdienas regulārajām pārbaudēm, no kā cieši daudz pilsoņi. Paldies, tagad viena minūte Zovko kundzei. Paldies priekšsēdētāji! Libāņu amerikāņu rakstnieks Saneks raksta savās uh, grāmatās par to, ar ko viņš ir saskāries ikdienas dzīvē. Viņš uh, saka, ka Mēģinājumi gāsta diktatūras, diemžēl, ir noveduši pie aktīviem vergu tirgiem, piemēram, Libijā un citur. Uh, jezīdi un kristieši tiek tirgoti tuvajos austrumos. Te ir runa par minoritātēm kurām nav policijas, kas aizstāvētu viņu dzīvības, un tas ir radījis ļoti lielu neskaidrību. Līdzīgas lietas mēs esam redzējuši arī pēc kāriem, pēc revolūcijām, pēc tam, kad uh, Eh, viena sabiedrība ir aizstājusi citu, un tad tie, kas īsti um, neiedara šajā sabiedrībā, tiek vajāti un nogalināti, tūkstošiem cilvēku cieši. Džordža Floida brutālā nogalināšana varbūt eh, sabojāja šo amerikāņu sapni. Mēs paši savām acīm redzējām, eh, ko var panākt modernā tehnoloģija. Mēs pamodāmies un mēs redzējām, ka uh, Līdzīgas lietas attiecas arī uz citām sabiedrības daļām. Mums vajadzētu panākt, lai visi justos vienlīdzīgi, lai neviens nebūtu otrās šķiras pilsonis. Uh, Mēs eh, daudzus gadus mēģinām to skaidrot mūsu partneriem ārpus Eiropas. Mēs mēģinām eksportēt eh, Eiropas eh, domāšanu. Mēs uzskatām, ka pēdējos 70 gados Eiropa ir bijusi labākais piemērs. Mēģināsim eksportēt šo Eiropas piemēru. Būsim arī atklāti. Tas ir vienīgais modelis, kas līdz šim ir pierādījis savu dzīvotspēju. Lielas paldies! Tagad Pīcolas kungam viena minūte. Paldies, priekšādātāji! Vēlos uh, paust uh, savu nosodījumu par Džordža Floida nogalināšanu. Diemžēl viņš nav vienīgais upuris uh, šai, um, šim sistēmiskajam rasismam, kas ir dziļi iesakņojies Amerikā un kas nav pazudis pat 150 gadus pēc verdzības atcelšanas. Uh, Bet ar nosodījumu nepietiek. Mums, kā Eiropiešiem, vajadzētu paskatīties arī, kas nav pareizi Eiropas Savienībā. Pretediskriminācijas direktīva ir iestrēgusi padomā jau 12 gadus. Tāpat arī mēs neesam nodrošinājuši taisnīgumu un vērtību fondu. Dažkārt mācību programmas ir ļoti selektīvas un netiek skatītas tādas vēstures stundas, kas varbūt nav tik priekšzīmīgas. Uh, Eiropieši ir apņēmības pilni uzlabot savu partnerību ar Amerikas Savienotajām valstīm, un, protams, šeit ir jābalstās uz tiesiskumu, cilvēktiesībām un vienādu demokrātijas izpratni. Ir pienācis laiks nosodīt visus tos sabiedrības locekļus, kas mēģina izmantot uh, politisko oportunismu savā labā. Mums vajadzētu būt vienlīdzīgiem, ne tikai daudzveidīgiem. Lielas paldies! Tagad eh, viena minūte Semiljo kundzei. Paldies! Vēlējos eh, padalīties ar jums eh, ar kādu eseju, ko es uzrakstīju, kad man bija astoņi gadi. Man, man sauc Monika, man ir skaista melna āda, un mana ģimene ieradās no Kabu Verdes Luksemburgā. Mums gandrīz vajadzēja atgriezties savā salā, tāpēc, ka mūs gribēja izraidīt no valsts. Sākumā es biju Sanfroā institūtā. Tagad mana mamma ir atradusi skaistu lielu dzīvokli. Man viss patīk. Mana skolotāja sāka smieties, kad es viņai teicu, mēs visi esam luksemburgieši. Viņa piebilda, mēs visi esam cilvēki. Ādas krāsa nav neredzama. Esmu pieredzējusi rasismu. Man apkārt ir bijuši 40 neonacisti, kas uz mani kliedza. Ļoti bieži mani aptur lidostās. Vienreiz mani pat mm, nodalīja no maniem draugiem mm, vairākas stundas. Esmu dzirdējusi nepatīkamas piezīmes par melniem cilvēkiem, un tad beigās saka, bet nu tu esi izņēmums. Pēc tam es atbildu, nē, es neesmu izņēmums. Tieši tāpēc mums vajadzētu pieņemt šo rezolūciju un vajadzētu aicināt padomi beidzot atbloķēt pret diskriminācijas direktīvu. Laiks klusēšanai ir beidzies. Paldies! One... Liels paldies! Eh, Vanden Rīskungs, viena minūte. Godātie kolēģi, visas dzīvības ir svarīgas, visas dzīves ir svarīgas. Līdz šim tas bija normāli tā teikt, tagad tas ir kļuvis par tabū. Žurnālistu, eh, politiķu un profesoru elites mēģina uh, Um, Amerikas problēmu projicēt uz Eiropu ar uh, vārdarbību policijā un izmantot to savai kreisajai politiskajai darba kārtībai, bet tas taču tā nav. Mums nav uh, problēmas ar policijas vārdarbību pret mēlnādainiem. Tieši pretēji uh, imigrantu uzbruku policistiem šeit. Mums nav struktūrālā rasisma. Uh, Nekur pasaulē melnādieniem cilvēkiem nav daudz iespēju. Mēs eh, neesam privileģēti, tāpēc, ka esam baltādainie. Tieši pretēji mūsu sabiedrība ir smaga darba eh, rezultāts. Un eh, šo sabiedrību viņi grib sagraut. Kreisie rīkojas balstoties uz naidu. Mēs nekad neatvainosimies par to, kas mēs esam. Mēs nekad neuzstāsim, ka kādam ir eh, jākrīt ceļos viņa ādas krāsas dēļ. Mēs dzīvojam tādā unikālā sabiedrībā, ar kuru lepojamies. Paldies! Kolēģi, pirms mēs turpinām skatīt. Kolēģi, pirms turpināsim, man ir uh, paziņojums. Tātad mēs sāksim pirmo balsošanas sesiju un mēs uh, balsosim par uh, dokumentiem, kas ir iekļauti mūsu darba kārtībā. Balsošana sākas tagad, tātad 16.30 un turpināsies līdz 17.45. Izmantosim tādu pašu sistēmu kā iepriekšējās sesijās. Balsojums ir aizklātais un deputāti var balsot kā parasti, taču e, šis vēlēšanu biļetens, ko viņi ir saņēmuši, neatainos to, kā viņi ir nobalsojuši, bet e, tikai to, ka viņi ir nobalsojuši. Balsu skaidrojums var iesniegt rakstveidā. Un šajos balsu skaidrojumos eh, bū, drīkst būt tikai čets, līdz 400 vārdiem. Tātad sākam tagad pirmo balsošanas sesiju līdz pulkstens 17.45. Un uh, balsošanas rezultāti tiks paziņoti pulkstens 20.15. Tagad viena minūte karas kungām. Rasistiskās uh, nāves. Uh, um, attēli, kā tika nogalināts uh, George Floyds, tas mūs nelaiž vaļā. Rasisms uh, ir problēma arī pie mums. Notiek rasistiski noziegumi, sociālā nevienlīdzība, nabadzība, diskriminācija, vārdarbība, uh, darba tirgu, dzīvokļu tirgu, izglītības sistēmās nevienlīdzīgas algas ir arī attiecībā pret bēgļiem un ārzemniekiem. Uh, Un mums ir daudz darāmā, ja vēlamies nopietni uztvērt pamatiesību hartu Eiropā un pasaulē. Tas ir tāds kā uzdevums rīkoties, ja to vēlamies tā saprast. Cilvēka cieņa, respekts, diskriminācijas aizliegums, liberālā demokrātija, tiesiskums, eh, minoritāšu aizsardzība, Covid-19 eh, pastiprina sociālo nevienlīdzību ilgākā termiņā, tā tas ir, un tāpēc atjaunotnes plānam ir jābūt arī cīņai pret sociālo nevienlīdzību Eiropā, jo tikai tādējādi mēs varēsim stiprināt demokrātiju un tādējādi arī cīņu pret uh, rasismu un uh, sociālo neaizsargātību. Paldies, tagad vienu minūte Gijomas kundze, lūdzu. Paldies, priekšādātājs kundze. Mm. Es eh, atbalstu to, ko teica kolēģi, eh, ka rasisms eh, ir pārāk ilgi pieļauts. Um, mēs redzam arī, ka daudz cilvēku iet bojā, un statistika tieslietu sistēma arī ir diezgan biedējoša. Direktīva pret diskrimināciju šis svarīgais teksts jau 11 gadus ir iestrēdzis um, padomē, Viņi eh, negrib pret to cīnīties, jo tad būtu jācīnās pret eh, visām diskriminācijas formām, un pie tā ir jāstrādā. Un eh, mūsu rezolūcijā, manuprāt, nav atsauce pret, nav atsauce uz nevalstiskām organizācijām, kas ir ļoti svarīgi partnerī cīņā pret rasismu. Uh, Un uh, tiek runāts arī par etnisko statistiku. Šeit ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Um, ir valstis, kur tas ir konstitucionāli jūtīgs jautājums. Un uh, šāda te statistika nedrīkst būt aizstājējis patiesiem priekšlikumiem par to, kā novērst socioekonomisko nevienlīdzību. Paldies! Tagad vienu minūtu Torei kundz lūdzu. Mes chers collègues, je me félicite que nous ayons ce débat aujourd'hui. Dārgie kolēģi, Šodien šeit plenāra sēdē neofašistu, uh, neonacistu uh, partijas, uh, lai arī ļoti, ļoti nedaudzi viņi ir, tomēr viņi uh, mēģina naida runas uh, izteikt. Un diskusijas šodien ir ļoti nozīmīgas, lai atgādinātu to, ka Eiropā mēs, uh, Eiropas parlamenta deputāti, strādājam uh, cilvēku labā. Mēs uh, mini uh, Trumpa, mini Bolsonaro uh, spēcīgāku uh, nekā viņi runājam. Un diskusijas pēc diskusijām, rezolūcija pēc rezolūcijām mēs ne uh, par vārdu neatkāpsimies cīņā pret uh, ksenofobiju. Eiropa ir labākais uh, vairoks cīnoties uh, pret uh, rasistiskām idejām. Mēs atzīstam mūsu daudzveidību. Nē, uh, rasismam, daudzveidībā vienoti mēs esam spēcīgāki un arī uh, daudz uh, veiksmīgāki. Paldies! Paldies tagad uh, Jurovas kundzei uh, vārds uh, atbildi dod komisijas vārdā viņa. Dārgie deputāti, ļoti, uh, es gribu teikt paldies par šo ļoti nozīmīgo diskusiju. Un, um, Urzula Fonderleina atklāšanas vārdos ļoti skaidri teica, Eiropas Savienībā nav vietas rasismam komisija visos veidos nosoda resis, rasismu, vardarbību, ksenofobiju. Un mēs nosodam vardarbību vispārēji, lai arī no kādas domas tā celtos. Un tas, kas ir policijas uzdevuma lokā. Tas ir sarežģīts uzdevums, bet vienmēr jāveic likuma ietvaros. Selektīva pieeja, rasistiska pieeja nedrīkst tikt tolerēta. Pirms diviem gadiem tika publicētas vadlīnijas, tās tika paredzētas arī kā policijas spēku apmācību daļa, lai novērstu jebkurus pārkāpumus. Jā, visas dzīves ir nozīmīgas, melēdēna cilvēka dzīves ir nozīmīgas, Black Lives Matter, un jebkuram ir jādod vienādas iespējas, lai varētu veidot savu dzīvi mūsu sociālajā apkārtnē. Mums visiem jābūt spējīgiem mūsu bērniem un mazbērniem pateikt, nebaidies, neviens uh, tevi nogalinās, uh, tavas, nenogalinās uh, tevi, tavas atskrāstēļ. Bet šīs diskusijas arī ir par to, kur mēs esam Eiropā attiecībā uz rasismu un ksenofobiju mēs esam ļoti daudz ko darījuši, pamatiesība aģentūra un tās nesenie dokumenti ļoti skaidri norāda uz to, ka cilvēki, kas pārstāv minoritātes, turpinsies no rasu diskriminācijas dažādās jomās, dažādās vietās. Un patiesi arī jāsaka, mums ir ļoti spēcīga likumdošana, bet likumdošana nav. Uh, Eh, viss mums ir likumdošana pieņemta visaugstākajā līmenī. Arī komisijas priekšsētāja Fonderlaina eh, atzīmēja pamatiesību hartiju. Mēs esam pieņēmuši direktīvu par cīņu pret eh, jebkuru ksenofobiju un rasismu. Mums ir ļoti spēcīga likumdošana un likumdošanas akti ir ļoti nozīmīgi, taču situācija ir tāda, ka mums ir uh, jāīsteno vienlīdzīgas pieejas direktīva, par to vairāk kārt runāju, un patiesi kauns, ka šī direktīva gaida 12 gadus, lai tiktu implementēta, un es pilnībā arī atbalstu manas kolēģis teikto, ka ir jāpārliecina dalībvalsts, lai būtu vienbalsīgs lēmums to ieviešot. Ja, ieviešana un uh, padziļināta spēcināšana ir ļoti nozīmīga, taču kas ir vajadzīgs vēl? Uh, vēl ir nepieciešama cīņa pret uh, aizspriedumiem, mums ir nepieciešams īstenot izglītības pasākums, uh, kultūras pasākums, um, uzmanības pievēršanas pasākums, mums ir arī jāstrādā pie uh, mūsu uh, darba turpināšanas mums ir nepieciešams uh, uzticības uh, kāpinājums, un um, mazākumtautībām jābūt pārliecinātām, mazākum uh, pārstāvjiem būt uh, pārliecinātiem, ka uh, viņus aizstāv, un mēs nākamnedēļ arī atjaunosim darbu pie upuru aizsardzības direktīvas, un mēs daudz ko vairāk plānojam darīt, aizsargājot upurus, un daudz kas vairāk vēl arī tiks darīts. Problēmas pastāv visās dalība valstīs, un es gribētu teikt, ka tā nav tikai tāda vispārīga uh, problēma, ir specifiski simptomi. 15 uh, dalību valstīs ir izstrādāta stratēģija pret uh, rasismu. Mēs uh, esam ļoti nospietni uh, skatījuši visus šos jautājumus. Mums tāpat arī ļoti daudz, kas uh, vairāk jādara digitālajā uh, pasaulē, jo mēs uh, redzējām, uh, ka uh, naidra un pieaugums uh, tieši saistē. Uh, bija pieaudzis un mums ir instrumenti, lai cīnīties pret to, taču mums arī vēl daudz kas vairāk ir jādara šajā virzienā. Tāpat arī šogad jūs zinat, ka komisijas darba kārtībā mēs gribam Eiropas pamatiesību hartu arī papildināt ar stratēģiju hartas īstenošanai, tāpat arī atjaunināsim LGBTI tiesību daļu un Jūs zinat, ka budžeta priekšlikumos ir ļoti skaidra nostāja, ka neviens netiek atstāts neievērots un visiem jādod iespējas izmantot Eiropas līdzekļus. Un tāpat arī e, Eiropas sociālais fonds ir domāts, lai aktīvi darbotos atbalstot visas minoritātes. Jautājums ir par pamata cilvēku tiesībām, par tiesībām, lai attieksme būtu pilnīgi vienāda, neatkarīgi no ādas krāsas, seksuālās orientācijas vai reliģijas. Mums politiķiem vajadzētu saskarties ar vēl lielāku spiedienu, jo mums politiķiem ir iespēja iespaidot sabiedrību un iespaidot to, kā cilvēki redz visus jautājumus, kas ir saistīti ar uh, cīņu uh, pret uh, naidu. Mums ir jāinvestē izglītībā, kultūrā, ilgtermiņa pasākumos. Un kā jau Urzula Fonderlēns kundze teica, es arī varu apstiprināt to, ka es nezinu, kāda sajūta ir cilvēkam ar citādas krāsas. Man nekad nav nācies saskarties ar jau kādu diskrimināciju, un tādēļ ir ļoti nozīmīgi. Piemēram, man diskutējot ar jauniem ar romu tautības cilvēkiem, jautājot viņiem, kā viņiem ir bijis kāda situācija ir uh, vidusskolā mācoties vai augstskolā mācīties. Es zinu, ka viņu dzīves sākums ir daudzkārt sarežģītāks nekā, piemēram, maniem bērniem vai arī uh, mūsu daudzu uh, šeit klātesošie bērniem. Un aizvien vēl uh, ir trīs nozīmīgi jautājumi. Noteiktā brīdī es uh, saprotu, ka uh, manu vecāku dzīves gājumu. Es negribētu atkārtot, es gribētu vairāk ko darīt. Es gribētu cīnīties arī pret nabadzību. Nabadzība ir bijusi problēma, un tāpat arī vēl ļoti nozīmīga lieta ir, ir nepieciešams palīdzēt, jo Visi tie, kas ir kaut ko sasnieguši, e, tā ir bijusi, piemēram, vietējā līmenī pilsētas e, domas priekšsādātājs vai kāds atbalsta pasākums, un tie, kas ir ko sasnieguši, tie vienmēr ir saņēmuši kādu palīdzību. Tātad nekādas uh, tolerances rasismam un diskriminācijam. Tas uh, ir uh, jāpapildina ar aktīvu darbību un aktīvu palīdzību cilvēkiem, kas vēlas uh, uh, augt, jāatbalsta visi. Paldies! Paldies, un tagad uh, vārds Brņiecas kundzei noslēguma vārdiem. Cienītie deputāti, šīs diskusijas, uh, šīs debats ir bijušas ļoti uh, nozīmīgas un arī emocionālas. Paldies visiem tiem, kas piedalījās. Es domāju, ka viss tas, uh, ko dzirdējām vairākuma viedokļos, uh, ir uh, vērsts uz respektu, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un arī uh, atbalstot Eiropas Savienības dibināšanas pamata nostājas. Padome atbalsta visas šīs normas arī ārlietās un tāpat arī diskusijās ar ASV Un ļaujiet man vēlreiz pārlēns, ka prezidentūra jebkuru rasisma formu nosoda un atbalsta jebkuru cīņu pret uh, rasismu. Mums ir ļoti e, nozīmīgs uh, likumīgais ietverts, ietvars. Uh, mēs esam radījuši pasākumus, kas ir vērsti uz izglītības padziļināšanu un diskusijām sabiedrībā. Padomu turpinās vērot šīs diskusijas, un mums ir jāuzklausa jaunu cilvēku viedoklis balsts, un viņi vēlas dzīvot labākā un taisnīgākā pasaulē. Lielas paldies par jūsu uzmanību! Paldies! Paldies, kolēģi! Debatas ir noslēgtas pat labam, un nu, balsojums būs piekdiena. Ciao. Um, grazie, kolēģi, e kolēģi. Paldies, kolēģi. Un tagad uh, kopējās uh, debatas gatavošanās Eiropadoms 2020. 2010. gada 19. jūnija sanāksmē netiekam sarunām par jaunu sadarbību partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienoto karalisti. Būs padoms un komisijas paziņojumi. Un tāpat arī e, Pirīkons un Hansena kunga ziņojumi attiecībā uz ieteikumiem par Brexit. Es uh, gribu atgādināt, ka brīvā mi mikrofona procedūra nav palī, paredzēta un došu uzreiz vārdu padomas pārstāvei Bernīkundzei. Priekšsādātāji, kungs un godātie deputāti. Koronas pandēmija ietekmēs ir situācija, un tagad uh, mēs strādājam pie ekonomikas atzimšanas un arī sociālās jomas atbalsta. Mums ir jāatbalsta reģioni, uh, kas ir cietuši no uh, šīs pandēmijas. Mēs uh, vēršam mūsu darbu, lai ekonomika atjaunotos, un tāpat arī pievēršamies. Uh, prioritātēm, piemēram, zaļā kursa īstenošana, nepieciešamo resursu klātbūtne. Uh, Komisijas maija beigās prezentētais darbības plāns ir ļoti nozīmīgs, un tas būs nozīmīgs arī mēnešu nākotnes skatījumā. Ekonomikas atzimšanai nepieciešams arī finanšu ietvers nākamo gadu griezumā. Tas ir ļoti nozīmīgs uzdevums. Mēs esam pilni apņēmības strādāt pie šiem jautājumiem. Un tāpat arī piekdien tiksimies videokonferencē diskusējot par atzimšanas plānu. Mēs diskutēsim par atsevišķo pasākumu elementiem un sagatavosim arī nākamo galotņu sanāksmi. Iespējams, ka tā būs klātietnē. Ne. Mēs esam sākuši politiskās konsultācijas visaugstākajā līmenī, sekojot komisijas priekšlikumam, un tāpat arī padomas darbs ir sācies Horvātijas prezidentūras ietvaros. Notika vairākas sēdes, gan politiski, gan arī darba līmenī, lai visi varētu tikt uzklausīti, veidojot šo kopējo darbu pakopotni. Šis kopējais darbs ir nepieciešams, lai būtu iespējams diskusijas un viedokļa apmaiņas. Padomē bija iespējams eh, izveidot ļoti veiksmīgu darba atmosfēru un apmainīties viedokļiem. Mēs strādājam pie eh, MFS un arī atdzimšanas plāna, lai eh, efektīvi varētu pārvarēt krīzes ietekmi. Sadarbība darba ar Eiropas parlamentu tāpat arī būs ļoti nozīmīgi. Ja mēs vēlamies, lai jau 2021. gada janvārī pasākums stāties spēkos, tad padomas ambīcijas, ilgais plāns ir pirms vasaras pārtraukuma jau iezīmēt ejamo ceļu un arī saņemt Eiropas. Uh, institūciju atbalsta. Un būsim um, godīgi, šis ir ļoti ambiciozs plāns. Mēs strādājam vairākos līmeņos un kopā mēs gribam darīt visu iespējamo, lai DFS un uh, atjaunošanas instrumenti par viņiem vienošanās varētu tikt sasniegta ātri un lai tā būtu jūtama palīdzība mūsu uzņēmumiem un pilsoņiem. Atzimšanas pakotne būs būtiskākais jautājums diskusijās, par, eh, par kurām eh, runās eh, mūsu vadītāji piekdien, bet arī citi jautājumi. Priekšsēdēs Mišēls sniegs aktuālu informāciju par sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļas apvienoto karalisti. Diemžēl līdz šim nav sasniegts tik daudz, cik mēs bijām cerojuši, un tas ir sakāms par visiem četriem nozīmīgajiem jautājumiem - pārvaldība, zivsaimniecība, iekšējā do, drošība, ārējā drošība un arī citi jūsu ieteiktie jomu aptvērumi. Mēs esam saņēmuši apstiprinājumu no Lielbritānijas karalists, ka viņi nedomā par pagarināšanu. Tas nozīmē, ka četri mēneši paliek sarunām un laiks ir nepieciešams arī ratifikācijas procesam. Mums ir atlicis ļoti maz laika, tas nav ne parlamenta, ne padomas lēmums, bet mums tas ir jārespektē. Politiskas deklarācijas un sarunvedēju paziņojumi ir uzklausīti par šo situāciju un par situāciju, kāda ir radījusi Lielbritānija. Tātad mēs no ES puses varam vai nu saglabāt mūsu mērķus, vai arī saglabāt pieju vienotajam tirgum, vai arī mm, atsevišķu ceļu izvēlēties ne tikai sunētas, bet arī uh, arī attiecībā uz partnerības noteikumiem, par kuriem būs vienošanās. Mēs domājam, ka sarunvešanas mandāts, ko pagājušajā februārī padomu pieņēma un ko arī jūsu rezolūcija ļoti plaši atbalsta, dod pietiekam daudz elastīgumu, lai sasniegtu vienošanos arī tajā nelielajā laika posmā, kas ir atlicis. Un tādēļ atbalstam sarunu vedējus, lai sarunas būtu intensīvākas arī vasaras laikā, lai līdz oktobrim mēs varētu uh, um, saņemt um, pirmo um, variantu. Uh, šim uh, uzmetuma ieteikumiem. Un tieši šajā uh, brīdī uh, mēs runājam par izstājas uh, noliegumu. Uh, ir ļoti skaidri, ka progress uh, ir uh, nepieciešams, progress arī uh, ieviešanā šim uh, izstājas noliegumam. Paldies! La parola alla Presidente. Paldies, ministrs kundze. Tagad vārds komisijas priekšsēdētājs kundzei. Paldies, ka ieradāties un gribu sveikt šeit arī Šefkoviča kungu un Barņē kungu. Godātie deputāti, sarunas ar apvienoto karalisti. Um, tas bija skaidrs, ka tās uh, vienmēr būs uh, sarežģītas, un tā tas arī ir. Dargais uh, Sasolī kungs, um, Mišel kungs, uh, un Bar, uh, Boris Džonsons. Tātad mēs visi četri pirmdien apspriedāmies un uh, mm, apvienotās karalists premjeras teica, ka viņi negrib pagarināt uh, pārejas periodu. Mēs no mūsu puses uh, vienmēr esam bijuši gatavi sniegt šo pagarinājumu, bet uh, ir vajadzīgs divas puses, lai par to vienotos. Uh, Un, nu, viņi izlēma to nedarīt, un tagad mums ir atlikuši pieci mēneši sarunām, bet eh, mēs vēl neesam tikuši pat līdz pusei no tā darba, kas mums ir jāpaveic. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai panāktu vienošanos, laika nav daudz, bet mēs būsim konstruktīvi un esam gatavi arī būt radoši, lai rastu kopsaucēju tur, kur to šķiet neiespējami rast bet mēs neesam gatavi apšaubīt mūsu principus un mūsu savienības integritāti, jo tas ir mūsu pienākums aizsargāt Eiropas pilsoņu intereses. Mišels Barņē ir paveicis milzīgu, lielisku darbu pēdējo mēnešu laikā. Viņš uh, ir eh, vairāk kārt jau uzsvērs, kāpēc šie jautājumi, kas ir atlikuši neatrisināti, ir tik svarīgi. Eh, vienoti spēles noteikumi, te runa par godīgu konkurenci. Mēs esam gatavi konkurēt ar Britu uzņēmumiem, viņiem ir lieliski uzņēmumi, arī mums ir lieliski uzņēmumi, bet mēs neesam gatavi pazemināt standartus, piemēram, vīdes vai darba aizsardzības standartus. Tā būtu jābūt kopīgā Eiropas Savienības un eh, apvienotās karalists interesei nekad neatkāpties pie šiem, no šiem jauni, augstajiem standartiem standartiem un vienmēr vienoties par kopīgiem standartiem. Tālāk par zivsaimniecību nav šaubu, ka apvienotā karalīste ir suverēna savos ūdeņos, bet mēs prasām paredzamību un garantijas mūsu zvejniekiem, kas desmitiem gadu ir zvejojuši šajos ūdeņos, ir pilnīgi skaidrs, ka uh, nevar būt pēdiņās visaptverošs tirniecības nolīgums bez sīvsaimniecības, bez vienotiem spēles noteikumiem vai spēcīgiem pārvaldības mehānismiem. Tātad par pārvaldību. Uh, pārvaldība, varbūt, ka tas izklausās, ka tas ir birokrātijas jautājums, bet tā nav. Tas ir izšķirīgi svarīgi mūsu uzņēmumiem un arī mūsu pilsoņiem, iedzīvotājiem, gan apvienotāju karalistē, gan Eiropas Savienībā. Ir svarīgi nodrošināt, lai tas, par ko ir panākt vienošanās, tiktu arī izdarīts. Uh, Un visbeidzot par tiesu un uh, policijas sadarbību mēs vēlamies, lai pamatiesības, brīvības un mūsu pilsoņu dati vienmēr tiktu aizsargāti jebkuros apstākļos. Un tāpēc mēs sagaidām, uh, ka arī Eiropas kopienu tiesais šeit būs zināms vārds sakāms, ka tas ir nepieciešams. Tie ir mūsu mērķi. Ne tikai sarunās ar apvienoto karalisti, bet uh, uh jebkurās attiecībās ar jebkuru partneri, jo tie ir principi, kas ir pašos ES pamatos, eh, godīga konkurence, sociālai standarti, kas netiek pazemināti, tiesiskuma aizsardzība. Tas ir tas, kas mēs esam, tā ir mūsu būtība, un tas nemainīsies. Godātie deputāti, jo īpašs prieks man ir par to vienotību, uh, kādu ir izrādījušas mūsu institūcijas, un paldies parlamentam par pilnīgu atbalstu visā šajā procesā. Tas vēl būtiskāk būs turpmākajā sarunu posmā. Neviens droši nevar pateikt, uh, Eh, kāds būs eh, sarunu rezultāts eh, gada beigās, bet es gribu pārliecināties, ka būsim izdarījuši visu, lai varētu panākt vienošanos un uzsākt labas mūsu attiecības ar apvienoto karalisti kā mūsu trešo, trešās puses kaimiņu un partneri. Uh, Godātie deputāti, brītu draugi ir eh, gatavi eh, atstāt Eiropas Savienību un vienoto tirgu. Mēs strādāsim arī turpmāk pie tā, lai mazinātu ekonomiskās sekas eh, uz mūsu savienību. Tā pašā laikā veselības un ekonomikas krīze met mums vēl nebijuši izaicinājumu. Eiropas komisija uzņēmas savu atbildību. Ar Next Generation EU mēs prezentējam drosmīgu priekšlikumu. Uh, šis priekšlikums Eiropas Savienības nākamā paudze. Eh, tas palīdzēs valstīm, eh, kurām ir eh, daudz mirušo krīzes rezultātā, um, bet arī tām valstīm, kuras cieta ekonomiski, tāpēc, ka ir pārtraukušas piegādes ķēdes un ir bijis bezdarbs un tā tālāk. Eh, šis priekšlikums ir kas vairāk, ne tikai glābšanas eh, pakete, tas ir atbalsts pētniecībai, investīcijas nākotnes tehnoloģijās. Ja mēs to eh, pareizi īstenosim, tad Next Generation EU atbalstīs ne tikai mūsu vienoto tirgu, bet uh, veicinās tā konkurēt spēju un inovācijas spēju. Uh, Mums ir jāpātrina jau tā nepieciešamā modernizācija. Mēs vēlamies doties uz priekšu, negribam atgriezties pie pirmskrīzes perioda, bet gribam padarīt sevi stiprāku nekā mēs bijām pirms krīzes. Next Generation EU ir arī līgums starp paudzēm, jā. Uh, Tā tas ir, mums tagad ir jāveic milzīgas investīcijas, lai izkļūtu no krīzes, bedres, bet ar šo naudu vēlamies panākt labāku, ilgspējīgāku un digitālāku Eiropu. Eiropa iet uz priekšu, citi reģioni pasaulē ļoti uzmanīgi vēro, kas šeit notiek, un arī tieši tāpēc mēs šo Next Generation EU esam veidojuši tā, lai e, tas stiprinātu Eiropas Savienības pozīciju gan ar mūsu kaimiņiem, gan pasaules mērogā. Mums tagad ir pienākums un iespēja izveidot tādu Eiropu, kas e, būs e, spējīgāka noturēties nākotnes vētrās un nodrošinās iespējas nākamajām paudzēm. Dāmas un kungi, man jau vairāk kārt ir bijusi tā iespēja jums izskaidrot jauno daudzgad finanšu schēmu un Next Generation EU. To mēs darīsim arī piekdien padomē um, šo jauno plānu pozitīvi uh, uztver arī tirgos. Un skaidrs ir uh, arī tas, ka ņemot vērot, cik šis uzdevums ir uh, sarežģīts un apjomīgs, svarīgi ir skaidrot šos plānus arī šeit parlamentā. Man īpaši svarīga ir Eiropas parlamenta loma. Uh, pareizā attiecības starp nacionālām reformām dalībvalstīs un mūsu Eiropas prioritātēm, jo īpaši Eiropas zaļo kursu, eh, digitalizāciju un noturību, un treškārt eh, Eh, nozīmīgi būs jaunie eh, Eiropas Savienības pašu līdzekļi pamatotā atmaksas plānā. Un esmu apņēmusies intensīvi ar jums diskutēt. Mums visiem ir eh, jācīnās vienotā frontē. Kopīgi vēlos ar jums strādāt pie šiem jautājumiem. Paldies! Paldies komisijas priekšsādātājs kundzei un tagad uh, vārds referentei Pīrī kundzei lūdzu. Thank you, President Sasoli, and thank you, President. Paldies uh, priekšsādātājiem Sasoli, paldies arī Fonderlainas uh, kundzei. 204 dienas. 204 dienas mums ir atlikušas, lai mēs pa varētu panākt vienošanos par tālāko sadarbību ar apvienoto karalisti. Ir bijušas četras sarunu kārtas, un šķiet, ka pašlaik ir Uh, sasniegt uh, tāda situācija, kur nekas vairs neiet uz priekšu. Mums ir vajadzīga jauna dinamika, paradigmas maiņa šajās sarunās, un kaut arī iepriekšējā mandātā uh, kopējais paziņojums mums nesniedz jaunu informāciju, mēs cerējām, ka šī pēdējā tikšanās varētu radīt jaunu dinamiku. Parlamentam šāda visaptveroša vienošanās nozīmē godīgu konkurenci, skaidru sociālu un darba tiesību aizsardzību aizsardzību. Tieši to arī apsolīja Boris Džonsons tikai pirms dažiem mēnešiem savā politiskajā deklarācijā. Tātad te nav nekā pretrunīga, te runa par nulles kvotām, nulles tarifiem, tas arī noved pie nulles dempinga. Protams, ka tas būtu gan apvienotās karalistes, gan arī Eiropas Savienības pilsoņu interesēs. Mēs, protams, apsveicam šo pēdējo uh, pieredzēto entuziasmu no Džonsona puses. Viņš vēlas pabeigt šo vienošanos vienošanos eh, jau pēc sešām nedēļām. Diemžēl premjers nepaskaidroja, kādā veidā viņš to izdarīs. Mēs gribētu saņemt detalizētāku informāciju. Pēdējo mēnešu laikā Eiropas parlaments ir izrādījis savu apņēmību un arī ir izrādījis vēlmi noslēgt šo vienošanos. Mums ir divas vadošās komitejas, 17 komitejas, kas sniedz atzinumus, un kopā esam izveidojuši unikālu bezprecedenta procedūru. Kristofs Hansens un es esam sagatavojuši ziņojumu, kurā ir parādīts, ka mēs kā parlaments savu lomu uztveram ļoti nopietni. Vakar bija šī augstā līmeņa tikšanās, un mums bija iespēja prezentēt savu vīziju. Ar lepnumu varu teikt, ka parlaments ir ļoti vienots. Mums ir tāds ļoti spēcīgs teksts ar skaidru signālu. Šis signāls ir tāds, ka mēs gribam vienošanos, taču mēs nepiekritīsim uh, šādam tekstam tikai teksta dēļ. Mēs vēlamies, lai apvienotā karaliste pildītu savus solījumus. Apvienotāja karalistē ir jārespektē politiskā deklarācija, un tāpat arī tai ir jānodrošina izstāšanās līguma izpilde. Izteikšos skaidri. Apvienotās karalistes gaidas, ka tā saglabās visas priekšrocības, ko dod dalības, dalībvalsts status, bet nepildīs dalībvalsts pienākumus, nav kaut kas reāls. Te ir runa par 450 miljonu uh, Eh, pilsoņu tirgu, un piekļuve šim tirgum eh, ir iespējama tikai ar zināmiem nosacījumiem. Mēs, protams, respektējam apvienotās karalistas vēlmes, bet eh, apvienotāja karalistē ir jāņem vērā arī mūsu vēlmes. Ja runa par godīgu konkurenci un par zivsēmniecību, mums šīs vienošanās ir obligāti jāpanāk. Es nedomāju, ka starp apvienotās karalistas un Eiropas Savienības pilsoņiem būtu kāda šķelšanās šķelšanās ir starp tiem, kas, eh, kuriem ir vīzija un kuri grib visaptarošu vienošanos, un eh, apvienotās karalistas valdību, kas mēģina uzstāt, ka ideoloģija ir svarīgāka par eh, tautas interesēm. Mēs esam vienoti. Mums ir vēlme nodrošināt uh, visaptverošu, ambiciozu tālāko partnerību, un, protams, ka mums ir arī savi nosacījumi, ko tikko formulēju. Eiropas Savienība ir vienota, tā ir gatava vest sarunas, vēlas to darīt konstruktīvā veidā. Mūsu sarunu vedējs Mišels Barņē ir pelnījis mūsu atbalstu. Mēs uzskatām, ka ir pienācis laiks, lai Eh, Boris Džonsons un apvienotās karalistes valdība palīdzētu mums sasniegt rezultātus. Mēs esam gatavi. Liels paldies eh, Pirī kundzei, tagad došu vārdu referentam Hansenam. Paldies, priekšādātāji! Fonderlainas kundze, Mišela Barņīkungs, godāmie kolēģi, gandrīz eh, pirms, apmēram, čet, gandrīz pirms četriem gadiem uh, notika referendums par apvienotās karalistas izstāšanos no Eiropas Savienības. Šie četri gadi ir bijuši ļoti dramatiski. Apvienotāja karalistē bija ļoti grūti tikt galā ar to, kā atrisināt šo izstāšanos no lielākā vienot, vienotā tirgus pasaulē. Es domāju, ka tas ir pats labākais, ko cilvēks līdz šim ir radījusi, kaut arī varbūt tam ir savas vājās puses. Apvienotās karalistas rīcība vairs nav dzīvot spējīga. Uh, Šādā polarizētā pasaulē, kur institūcijas, kas balsta šo daudzpusējo kārtību, kļūst arvien vājākas un kur pieauga protekcionisms eh, koronavīrusa dēļ. Eh, politiskais Brexits izpildījās jau janvārī, bet ekonomiskais Brexits vēl nav panākts ideoloģisks lēmums ir pieņemts, proti pārējais periods netiks pagarināts. Mūsu saruna mandāts ir pilnīgi skaidrs, un Eiropas parlaments pilnībā atbalsta mūsu galveno sarunu vedēju Mišelu Barņē. Apvienotā karaliste vēlas panākt vienošanos, balstoties tikai uz precedentu, taču mums ir jādomā arī par finanšu pakalpojumiem, par profesionālajām kvalifikācijām, kas uh, ir ļoti svarīgas, un uh, Eiropas Savienība nekad tās nav atdevusi ar vienkārši brīvās tirdzniecības līgumu. Mums, uh, protams, ir jāņem vērā arī visas saistības, kas ir pieņemtas politiskajā deklarācijā. Par MVU vispār netiek runāts, tomēr ar citiem sarunu partneriem tas tiek darīts. Pēdējais Piemērs ir sarunas ar Austrāliju, kas tika publicētas šodien, un te ir runa gan par publisko iepirkumu, gan par MVU. Ļoti pārsteidzoši. Vienošanās bez skaidrām garantijām par godīgu konkurenci vai par zivsaimniecību vienkārši netiks akceptēta. Uh, Mums ir skaidri jāpasaka, ka šie vienlīdzīgie noteikumi nenozīmē tikai mūsu tiesību un regulu pārkopēšanu. Mums ir jāsaprot, ka apvienotā karaliste nevar atkāpties no dažādiem pienākumiem, kas Eiropas Savienībā ir svarīgi. Mēs negribam, lai būtu identiski noteikumi pilnīgi visiem, bet vienlīdzībai ir jābūt. Mēs uzskatām, ka komisijai vajadzētu uzstāt uz visaptverošu vienošanos. Nevajadzētu sadrumstalot šo pieju. Mēs zinām, ka šāda salāmī eh, tehnika novedīs pie eh, ļoti nekārtīgas eh, vienošanās, kas atgādinās tādu kā spagetti bļodu. Mums vajadzētu saprast, ka Eiropas Savienība vairs nav suverēna, nav, nav tik suverēna savā lēmu pieņemšanā kā apvienotā karaliste. Es vēlētos pateikties eh, savai līdzreferentei Katī Pīrī, ar kuru kopā mēs gatavojām šo ziņojumu. Liels paldies arī 17 komitejām, kas eh, sniedza savus atzinumus. Es eh, ceru, ka šī rezolūcija ļaus mums panākt visaptverošu vienošanos līdz novembrim. Un es ceru, ka Britu pragmātisms tomēr uh, pārvarēs ideoloģiju un tas nāks par labu gan apvienotās karalistes, gan Eiropas Savienības pilsoņiem. Uh, pagājuši piekdien tika paziņots par uh, robeža kontroli precēm, kas tiek ievestas no apvienotās karalistes, un termiņi tiek pagarināti, lai uzņēmumi varētu pielāgoties korona krīzes dēļ. Es ceru, ka tas ir pierādījums šim pragmātiskumam. Liels paldies! Tagad uh, budžeta komitejas vārdā izteiksies Eštefanuts kungs. Viena minūte. Priekšādātājs kundze, mm, izskatās, ka puskukulītis ir labāks par visu maizes kukuli. Šķiet, ka apvienotā karalistē tagad ir izvēlējusies šādu pieju. Vakar Džonsons preses konferencē norādīja, ka viņš vēlas, lai šīs sarunas būtu dinamiskākas, lai būtu vairāk spāra šajās sarunās. Nu, tā ir tikai metafora tam, ka apvienotā karaliste nav um, pietiekami piedalījusies šajās sarunās, tā nav bijusi arī pietiekami cauredzama un nevēlas pildīt visas apņemšanās, kas ir iekļautas politiskajā deklarācijā. Uh, Lēmumiem, protams, ir sekas, un Eiropas parlaments ir gatavs aizsargāt uh, savu pilsoņu intereses. Te nevajadzētu būt eh, zviedru galdam. Mēs nevaram pieļaut, ka Angļi izvēlēsies to, kas viņiem patīk. Mums arī nepatīk Sandra Mastalota pieeja. Tam arī būs smagas sekas. Tomēr nedrīkstam aizmirst arī apvienotās karalistes lomu šī kontinenta apvienošanā. Uh, Mēs, protams, redzam, ka parlaments ir daudz skumjāks tagad, kad tā solos vairs eh, nesēž britu deputāti. Tāpat arī atcerēsimies, ka pirms eh, četriem gadiem Džo Koks nogalināja uh, eh, politiskie ienaidnieki. Un, protams, viņa arī norādīja, ka tas, kas mūs vieno, ir daudz svarī, svarīgāks par to, kas mūs šķeļ. Lielas paldies! Ekon komitejas vārdā Pereiras kungs. E Paldies, priekšādātāji! Uh, pēc gariem mēnešiem sarunas starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību turpinās, kaut arī liels progress nav panākts. Tas nozīmē, ka nevienošanās scenārijs vēl ar vienu ir dzīves. Ņemot vērā šos apstākļus, ir absolūti neakceptējami un arī bezatbildīgi, ka apvienotā karaliste atsakās pagarināt pārējais periodu un vienlaicīgi nav arī konstruktīvas pieejas sarunās. Tāpat arī tiek uzstāts, ka šīs apņemšanās, kas tika parakstītas ar izstāšanās līgumu un politisko deklarāciju attiecībā uz robežu kontrolēm īstenībā netiks respektētas. Ja Boris Džonsons vēlas vienošanos, tad viņa attieksme ir jāmainās. Eiropas parlaments pilnībā atbalsta Mišela Barņē komandu. Mēs vēlamies labu vienošanos. Mēs eh, negribam šādu bez vienošanās scenāriju, kur netiks eh, ņemti vērā mūsu sociālie un darba tiesību standārti. Tas ir ļoti liels apdraudējums, un tās ir ļoti bīstamas spēles, kurām varētu būt eh, ļoti slikti rezultāti. Grazie a nome della komisija. Lielas paldies! Iekšējā tirgus komitejas eh, vārdā Pītersenkungs. Priekšsēdētāji, Pandora kolēģi, laiks iet, bet uh, jājautā, uh, vai tiešām uh, mēs varam panākt kaut kādu rezultātu, vai Eh, tas ir iespējams, un um, darba ņēmēji un ekonomika gaida vienošanos. Tagad šāda te ekonomiskā vētra posās Eiropā Covid-19, un tad tas ir īpaši svarīgi. Mums nav nekādas iespējas izgāsties. Manā valstī vien ir eh, tūkstošiem darba vietu liktas uz spēles. Uh, Un šis ziņojuma projekts, kas šodien ir iesniegts, tam ir jāatvieglo vienošanās, un tur tiek noteikti e, principi, kādi ir jāievēro jaunā partnerībā. Vispirms gribu uzsvērt, ka izstāšanās e, nolīgums ir pilnībā jāievēro. E, MVU ir jāsaņem drošība. Un jaunā um, vienošanās uh, ir jāveido tā, lai tiktu respektēts vienotais tirgus. Kolēģi, mums ir vēl tikai daži mēneši atlikuši, bet es ceru, ka šis tik ļoti nepieciešamais nolīgums starp apvienoto karalisti um, un Eiropas Savienību tiks noslēgts ar plašu sabiedrības atbalstu. Paldies tagad Dadielson kungs no transporta komitejas. Vienu minūtu lūdzu. Tak, so mycket, herr talman.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 Jūs paldies par jūsu darbu. Ir svarīgi, lai mēs saglabātu mieru, un ir svarīgi arī, lai kopā mēs turpinātu funkcionēt, lai mēs pildītu šo mandātu, ko mēs paši esam pieņēmuši. Es pārstāvu transportu komiteju. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir vajadzīgs tāds līgums, kas ļautu mums nodrošināt labas attiecības starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Katru gadu uh, Miljoniem kravas automašīnu šķērso robežas, tāpat arī to dara pasažieri. Tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs uzsvērtu gan pasažieru, gan preču transporta nozīmīgumu. Vienlaicīgi apvienotā karaliste ir izstājusies no Eiropas Savienības, līdz ar to tā nevar baudīt tādas pašas tiesības, ja tā nepilda tādus pašus pienākumus. Mums ir jānodrošina labas attiecības, bet ir svarīgi, lai apvienotā karaliste neapdraudētu mūsu noteikumus attiecībā uz vīdi, sociālo jomu un tā tālāk. Visu to, kas Eiropas Savienībā vienmēr ir bijis svarīgi. Arī Monkungs, reģionālo lietu komitejas vārdā. Lielas paldies, priekšādātāji! Barņēkungs, mīļais Mišēl, neaizmirsīsim, ka Brexits ir vardarbīga vēstures kļūda, un šeit būs tikai zaudētāji. Vēsture ļoti bieži ir parādījusi, ka šķelšanās, dalīšanās var dot tikai zaudējumus. Tikai pārobežu sadarbība var nodrošināt pievienoto vērtību cilvēkiem Eiropā, un 70 pēdējie gadi to ir ļoti labi parādījuši. Mēs eh, saskaramies ar apdraudējumu, ka apvienotā karaliste izstāsies bez vienošanās. Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir jātiek aizsargātiem, jo viņi un viņu nodarbinātie no šādas situācijas neko neiegūs. MVU arī nevar tik elastīgi un viegli reaģēt uz mainītiem spēles noteikumiem, kā to var darīt lielu uzņēmumi. Mums vajadzētu padomāt, ko mēs iesāksim šādā gadījumā decembrī Reģionālo lietu komitejā mēs runājām par solidaritātes fondu šādā situācijā, tātad mēs izteicām priekšlikumu un to arī atbalstījām. Es gribētu vērsties pie dalību valstīm, nodrošināt maziem un vidējiem uzņēmumiem piekļuvi šādam solidaritātes fondam. Mums vajadzētu palīdzēt MBU, ja šāda izstāšanās bez vienošanās tiešām kļūs par realitāti. Lielas paldies, tagad izteiksies eh, Belamīkungs. Priekšādātāji, rezolūcija, ko eh, jūs esat sagatavojuši, ietver tekstu, ko ir atbalstījuši visi zivsaimniecības komitejas eh, deputāti. Mm, Barņīkungam sarunās vajadzētu skaidri norādīt, ka mēs nevaram panākt vienošanos ar apvienoto karalisti, ja šajā uh, tekstā nebūs iekļauta ilgtermiņa vienošanās par zivsaimniecības resursu izmantošanu. Uh, un uh, šo uh, attiecību sakārtošanu. Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Te uz, uz, uz kārts ir likts desmitiem tūkstošu darba vietu. Mums ir jāsaprot, ka šī nozare varētu tikt sadrumstalota. Tāpat arī šeit pastāv ekoloģiski draudi. Zilsēmniecības politika mums ir ļāvusi kopā ar Britiem gadiem ilgi strādāt pie tādas mm, zvejas atbalsta kas ļauj aizsargāt zivju resursus. Es vēlētos pateikties visiem deputātiem, kas piedalījās sarunās. Liels paldies arī visiem parlamentu pārstāvjiem, kas panāca, lai šis teksts tiktu iekļauts vienošanās saturā. Tagad Vinces kungam vārds. Paldies, priekšstādākungs. Apvienotai karalistē vajadzētu būt es spēcīgākajam partnerim. Tās drīzāk ir ambīcijas nekā realitāte, bet mēs raugamies nākotnē. Mēs esam tuvu, mums ir kopēji izaicinājumi, mēs piekrītam vienī tām vērtībām, mums ir sadarbība iekšlietās, tieslietās un tā tālāk. Eiropas pilsoņu drošība ir ļoti nozīmīga mums. Tāpat arī viņu personu datu aizsardzība un parlamentu vēstījums ir ļoti skaidrs mēs ne kādā veidā mūsu vērtības nepakļausim kompromisiem, un mēs tāpat arī aizstāvēsim mūsu pilsoņus un mūsu kopienas tiesu. Jācīnās pret noziedzību, pret kibernozīgumiem, un tas ir bijis līdz šim ļoti veiksmīgi ES un Lielbritānijas attiecībām, un tas, un tas būtu jāturpina. Bet atcerēsimies šo sadarbību, Lielbritānija turpinās kā trešās valsts partners realitāte eh, rādīs, kā tas būs, un mēs veidosim eh, visspēcīgāko un ciešāko partnerību mūsu pilsoņu labā. Paldies! Paldies, un tagad Hībners kundze. Priekšstādātāja kungs, eh, kolēģi, dārgais Mišela kungs, ļoti priecājos jūs redzēt. Un pēdējo mēnešu laikā mēs esam vīlušies par uh, to, ka nav um, plašu rezultātu par to, ka uh, Lielbritānija atsakās no pārējais perioda pagarināšanas un arī uh, par uh, to, ka ļoti maz laika ir, uh, lai mūsu šo nolīgumu uh, uh, izstrādātu, bet mēs to akceptējam. Tagad uh, vēl sarunu vešana jūlijā ir uh, laba lieta, un es domāju, ka ir uh, politiska iespēja vēl, lai noslēgtu procesu. Uh, Taču jāsaka, ka mēs runājam par mūsu nākotnes attiecību kvalitāti, vienotā tirgus veidošanu nevar aizstāt pat arī visdevīgāko brīvās tirdzniecības nolīgumu, tāpat arī finanšu pakalpojumu, ne, pabeigt nevar tikt vienkārši tikai iekļauti līgumos. Londona vēlas būt finanšu centrs, bet tāpat arī Eiropas Savienībā un kapitāla un tirgus apjomi. Līdz ar to vislabāk būtu iet pa ilgtermiņa sadarbības ceļu. Paldies! Paldies tagad lūgumrakstu komitejas vārdā Falks kungs. Priekšsēdētāji, kungs, dārgie kolēģi, manā skatījumā Brexits bija kļūda. Taču jāsaka, ka nolīgums var labot dažas uh, kļūdas. Pēdējo četru gadu laikā mēs esam redzējuši, ka, mē, redzējuši, ka mēs varam piedāvāt dažus risinājumus šajā situācijā, un mēs ceram, ka arī daži risinājumi tiks piedāvāt no Lielbritānijas puses. Mēs četrus gadus meklējam kompromisus, un četrus gadus a, esam garantējuši. Uh, tiesības pilsoņiem un arī es pilsēņu tiesības Lielbritānijā. Mēs mēģinām strādāt, lai mūsu vērtības pilsoņu tiesību ietvaros tiktu un garantētas. Lai ES pilsoņi Lielbritānijā un Lielbritānijas pilsoņi ES varētu redzēt, ka viņu tiesības tiek saglabātas. Un mēs aktīvi darbojamies parlamentā, lai nākotnes sadarbība būtu ļoti veiksmīga. Paldies! Paldies, nākamais runātais Makalister kungs, viena minūte. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Četras ar pus mēnešus. Uh, Mēs par šiem jautājumiem runājam, un pirms četriem gadiem eh, Lielbritānija pieņēma lēmumu izstāties no eh, Eiropas Savienības. Mēs eh, esam koordinācijas grupā koordinējuši sarunas par nākotnes attiecībām, lai būtu spēcīgs politiskais koncepts. Mēs esam ļoti es cieši sadarbojušies ar galveno sarunu vedēju Mišelu Barņē, kuram gribu pateikties arī personīgi par izcilo sadarbību, un tāpat arī Šefčoviču kungam gribu teikt paldies. Bieži ar viņu esmu ticies, it īpaši pirms koordinācijas grupas sanāksmēm. 17 komitejas ir strādājušas šajos jautājumos, un mēs esam ļoti skaidru viedokli nosūtījuši Katī Pīri un Kristoferam Hansenam gribu teikt paldies, un tāpat arī visiem atzinumu sniegušajiem un visām komitejām. Jā, mēs uh, pieņemām lēmums, ka a, mēs esam a, gatavi turpināt sarunas arī jūlijā, lai radītu viss iespējami labākos risinājums un noslēgtu līg, nolīgumu drīz. Tas ir visu interesēs. Paldies! Paldies, Pereskundze, 230. Lielas paldies, priekšādātāji. Lielākā daļa no kolēģiem jau atsaucās uz Brexita sarunām, un es domāju, ka šī ziņa ir pilnīgi skaidra. Es varu tikai pievienoties visiem tiem, kas pateicās Mišelam Barņē par lielisko darbu, ko viņš veic. Ļoti daudz kolēģi jau minēja, ka Eiropas parlaments viņu atbalsta šajā tik izšķirošajā brīdī. Bet es vēlos arī vērsties pie padomas. Uh, um, laiks nav atlicis daudz, un cilvēki, protams, to saprot, arī parlaments to saprot. Ir um, vairākas um, valdības padomē, kas ir uh, tādas ļoti negribīgas, un tās uh, nevēlas uh, iet. Um, uz um, šīm vasaras brīvdienām, neapstiprinot šo atvesaļošanās plānu. Mēs uzskatām, ka šī summa ir minimālā, tieši tāpat kā šie 500 uh, miljardi, kas paredzēti subsīdijām. Visas finanšu iestādes mums norāda, ka mm, nav pienācis brīdis, lai mēs taupītu, mums ir jāinvestē, lai mēs aktivizētu ekonomiku. Konservatīvie 2008. gadā uzstāja uz taupību, un tagad viņi atzīst, ka tā ir bijusi kļūda. Ir pienācis brīdis iet visiem vienā virzienā. Mēs varētu izmantot šo um, brīdi, lai pārveidotu mūsu ekonomiku. Mums ir jāpielāgojas digitalizācijai, mums ir jādomā arī par vides izaicinājumiem, mums ir jābūt taisnīgākiem pret visiem. Un ceļš ir pilnīgi skaidrs. Mums ir jāinvestē ekoloģiskajā un digitālajā pārveidošanā. Pašlaik valdībām un padomēji ir vajadzīga gan vīzija, gan arī drosme. Ja nebūs vīzijas, tauta cietīs. Eh, parlamentam ir vīzija, un mēs negribam atkāpties no šīs vīzijas, un arī eh, pilsoņi mums to nepiedotu. Tieši tāpēc mēs neakceptēsim sliktu vienošanos padomē. Mums ir arī jāuzstāj uz Eiropas parlamenta lomu eh, šo lēmumu pieņemšanā, un šeit es atsaucos uz tādiem jautājumiem kā uh, um, nest instruments. Un uh, neviena krīze nevar būt uh, attaisnojums tam, lai mēs grautu ekonomiku un demokrātiju. Mums ir vajadzīgs vairāk demokrātijas un vairāk atbildīguma. Mums ir jānodrošina gan atvesaļošanās plāns, gan arī um, tiesiskas valsts principu ievērošana. Mums ir jāapvieno mūsu principi ar realitāti. Mēs nedrīkstam būt naivi šajā pasaulē, kas kļūst ar vien komplicētāka. Daudzi ir zaudējuši savu ticību daudzpusējībai un globalizācijai. Tieši tāpēc mums ir jābūt stingriem. Mums ir vajadzīga tāda savienība, kas būtu spēcīga un kas spētu pārvarēt šo krīzi. Paldies, tagad vārds Čalas kungam. E... Nākamais runātājs Čolas kungs, ne, Dzannī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Pirmo reizi es domāju, ka tiks noturēta padoma, kuras būtībā secinājums jau zinām. Visdrīzāk, ka nebūs vienošanās par atvesļošanas plāni, visdrīzāk būs um, dažādi viedokļi dalību valstīm. To jau mēs esam redzējuši un piedzīvojuši uh, pēdējā laikā, un tas vēlreiz ir pierādījums tam, cik uh, Eiropas institūcijas ir neefektīvas, ja mēs runājam par uh, atbildi uz krīzi. Mēs runājam par komisijas uh, priekšlikumu un tas eh, jau ir nepietiekams 400 eh, miljardu tikai piešķīrumu un 3 ceturtdaļas no šīm mm, līdzekļiem 2023. gadā būs proti 3 gadus pēc šīs krīzes eh, izcelšanās. Mēs redzam, ka uzņēmēji un arī darba ņēmēji ir sarežģītā situācijā, daudzi zaudē eh, darbu. Tas eh, vienkārši ir pierādījums eh, tam, kā Eiropas Savienībā tiek pieņemti lēmumi un ka tas nav atbilstoši, lai pilsoņiem ātri sniegtu atbildi pilsoņiem un uzņēmiem. Visi šie centieni un visi šie līdzekļi tiek uh, veidoti balstoties uz jauniem nodokļiem, kas apgrūtinās uzņēmumus. Uh, un tie, protams, nebūs multinacionālie uzņēmumi. Un uzņēmumi parasti e, jaunas nodokļas vienkārši pārliek uz e, nodokļu maksātāju pleciem. Un vēl viens e, punkts. Uh, Es negribu, lai kā 2012. gadā īstenotais plāns būtu līdzīgs tam, par ko runājam tagad, un lai rūpniecība dažās valstīs izmantotu līdzekļus no citām valstīm un lai šāds atbalsts tiktu sniegts. Tas e, varētu būt Vācijā un citās valstīs kā situācija. Paldies! Paldies. Tagad pusotra minūte nākamajai runātājas Kakelī. Nu, būsim godīgi. Neviens necer, ka eiro padomē daudz kas notiks. Visdrīzāk nu, dažādi viedokļi tiks izteikti, savi viedokļi aizstāvēti, un tad katrs savai nacionālajai plašsaziņas līdzekļi kopā teiks, cik labi ir aizstāvētas savas intereses. Un pat pirms sanāksmes jau par to tiek runāts. Nu, ļoti bēdīgi, ka valsts un valdību uh, vadītāji satiekas un neviens uh, necer uz uh, plašiem rezultātiem. Vai nebūtu jauki, ja eiropiešu uh, cerības tiktu izpildītas ar uzviju? Nevis mēs gaidītu, līdz situācija tiešām būtu ļoti slikta. Mēs saskaramies Eiropas Savienībā ar neredzētu krīzi. Mums ir nepieciešami jauni soļi, lai uh, radītu risinājums ekonomikā. Mums ir nepieciešami līdzekļi tam, un līdzekļiem ir jābūt uh, dotā tai ekonomikai, kas ir nepieciešama uh, rītdien mūsu planētai un cilvēkiem jauni soļi ir nepieciešami, it īpaši saistot investīcijas ar tiem izaicinājumiem, kādi šagātā pastāv, piemēram, sociālā nevienlīdzība, digitalizācija un klimata pārmaiņas. Un tagad vienreiz iedomāsimies, es, ja valdības uh, būtu drosmīgas un plašas soļus spējīgas spērt, jo tas atbilstu katras atsevišķās dalību valsts interesēm, lai Eiropas Savienība būtu spēcīga, lai tā darbotu pilsoņu un ekonomikas vaļā. Mēs neesam nulles spēle, mēs esam visi vienā laivā, mēs varam vai nu visi kopā uzvarēt vai zaudēt kopā. Nu tad nodrošināsim to, lai mēs būtu uzvarētāji nākotnes Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, nākamais runātais pusotra minūte, Epinga kungs. Paldies, priekšsādātais kundze. Cīņa par šo atjaunotnes plānu šķiet kā tāda spēle tumšā kazino. Eiropas Savienība atsaucas uz Eiropas vērtībām, bet mēs redzam korupciju, šantāžu. Dienvidē Eiropas valsts tiek nopirktas, centrālās un austrup Eiropas valstis tiek pārpirktas un ziemeļ Eiropas valstis tiek uh, šantažētas. Šeit nav runa par Covid-19, bet par milzu naudas summu, kas jāsadala no uh, Briseles. Tā nozī, tas ir lielāka vara Eiropas komisijai un lielāka Eiropas. Eiropas eh, nodokļi. Tāds ir eh, atjaunotnes fonda mērķis. Mūs vēl gaida ilga ratifikācijas eh, procedūra un galā kāds gaida ar āmuru. Es varu iedomāties ļoti labi, ka Briti ir priecīgi, ka viņiem tas viss nav jāpiedzīvo. Un tad ir Eiropas parlamenta rezolūcija par Brexitu. Tur ir kā tāds ultimāts, kā prasību uzskaitījums. Un tas ir pret valsti, kas uh, um, divas reizes ir izglābusi Eiropu no um, smagas situācijas. Un rezolūcija um, ir tāda revanšistiska. Un, uh, tas, eh, taču, kas Lielbritānijā notika, bija demokrātisks process. Eiropas Savienība eh, nostāda sevi kā tādu morāli pārāku un paraugu visiem eh, citiem, un Balkāni tiek laipni sagaidīti, ienākot, un Briti saņem augstu dušu izējot. Paldies, priekšsādātājs kundze! For two minutes, Mr. Šordovan. Tagad uh, Šodrokungs divas minūtes priekšsēdētājs kundze. Nu, man liekas, ka pēc uh, katras tikšanās starp uh, Lielbritāniju un Eiropas Savienību atšķirības kļūst dziļākas, nevis uh, tiek mazinātas un laba vienošanās aizvien tālāk tiek atvirzīta. Es nekādā gadījumā negribu kritizēt uh, izcilo uh, Barņēkunga darbu, ļoti augstu novērtēju, bet vienkārši tā izskatās uh, situācija raugoties no Britu pozīcijas un no tās raugoties, mums būs vai nu slikta vienošanās, vai arī um, nesakārtot ekonomiska uh, Brexit procedūra. Un kreiso vārdā es gribu teikt, ka Vienošanās, kas pieļauj sociālo vidas dempingu un privāto datu drošību pārnes uz gada tirgus platformām, tas absolūti nepieņemam ir. Mums tā tiešām nav atbalstām iespēja, un es domāju, ka arī nevienam šeit parlamentā tā nav lieta, par ko varētu runāt un atbalstīt. Tādēļ ir jāsāk domāt par tiem sektoriem un reģioniem, ko īpaši skars Brexits, un tos 100 tūkstošus uzņēmumu ko tas skars, um, tiem ir nepieciešami atbilstoši pasākumi. Padome un cilvēki gaida solidaritātes un vienošanās uh, signālu nākotnā, nākotnes uh, paudzes par tām jārunā, un a, uh, mums ir a, jāatkāpjas no stabilitātes izaugsmas pārka, kas no, pakta, kas nozīmē tikai, ka Turpmāki īsinājumi līdzekļos vēl ir uh, paredzami un turpmākas uh, privatizācijas. Mums ir nepieciešams valsts investīcijas, ir jābūt uh, godīgai aplikšanai ar nodokļiem un uh, Eiropas centrāla bankām jāatba, bankai jāatbalsta valstu uh, banks tieši. Tiem, kas uh, spekulē, tiem uh, jā dod savus ieguldījumus transakciju nodokļa veidā, lai labotu situāciju, un tas būtu solidaritātes signāls, uz kuru tik ļoti gaida Eiropa. Paldies! Paldies, tagad Čolaškungs divas minūtes. Paldies, priekšsētājs kundze! sanitārā krīze. Uh, Liekas, ka tā stabilizē, kļūst stabilāka, bet eh, ekonomisko izaicinājumu ir ļoti plaši. Un, man liekas, ir divas iespējas šodien. Uh, Tātad sarunas vai nu no nacionālā līmeņa, katra dalība valsts pārstāvot savas intereses, vai arī mēs akceptēsim to, ka vienīgais risinājums ir veidot ko kopā. Un tā ir tā atjaunotnes plāna loģika un arī daudzgad finanšu schēmas loģika, ko mēs atbalstam. Jo ir jābūt pilnīgi skaidram, jo nu, mēs neprasam fragmentāciju. Mēs Prasam arī skaidras reformas, lai Eiropas solidaritāte būtu īsts dzinējs kopīgai atjaunotnei. Es neslēpšu to, kas norūpējies. Mēs uh, runājam par uh, 700 50 miljārdu aizņēmumiem no finanšu tirgiem un nezinām, kā šo naudu varēs atmaksāt. Mēs runājam par nacionālo iemaksu pieaugumu un arī nākotnes Eiropas politiku apjomu bet tas varētu apdraudīt uh, uh, šo uh, Eiropas efektīvo produktu izmantošanu. Tātad mums vajadzētu ātri pašu resursus, lai šo atjaunotnes plānu padarītu ticamāku, lai arī veidotu spēcīgāku Eiropas projektu. Un neslēpšu to, ka daudz gadu finanšu schēmas priekšlikumi ir mazāk ambiciozi nekā esam gaidījuši. Un atjaunotnes vētvesaļošanās plāns arī nav pietiekams, lai nosaktu trūkums. Mēs runājam par kopējiem pakotnēm, bet mērķi ir dažkārt dažādi. Atvesaļošanas plāns un jaunais uh, budžets vienkārši nospraustīs līnijas, kuras vēlamies sasniegt, un šādi ambiciozi mērķi ļautu īstenot struktūrāls pārmaiņas atbildot tiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies, gan ekonomiski, gan strateģiski. Atļaut arī lielos Eiropas projektus finansēt, nu, piemēram, ekonomiski enerģētikas jomā. Un tāpat arī es gribu, lai pētniecības digitālā joma, vienotais tirgus, aizsardzība būtu nozīmīgi projekti un labāk finansēti. Ir nepieciešama arī vairāk līdzekļu jauniešiem veltītajām programmām. Un, priekšstādājas kundze, es atgādināšu, ka mēs neatbalstīsim Eiropas budžetu, ja a, tas a, tikai Eiropas valdībām a, dos jā, plašākas iespējas. Tām valdībām, kas uzgriež mums, mūsu kopējiem mērķiem muguru. Paldies! Paldies! Tagad Begāns kundze minūte. Priekšsēdājas kundze, paldies! Dargie kolēģi! Šis atjaunotnes fonds ir plāns, par kuru vēl neesam daudz runājuši un saskāršies. 750 miljārdi ir ļoti liela līdzekļa un tādēļ mums ir nepieciešami līdzekļi un darbība kā Vācijā, Francijā, Spānijā. Ja nākamajā Eiropadomas sēdē lēma tiks pieņemta, tad tas varēs būt vēsturisks brīdis. Taču mēs zinām, ka ir vairāki pret to. Vērtīgais laiks tiek zaudēts. Un kā jau šodien tika teikts, arī Itālijā. Uh, ministra prezidents Kondi ir teicis par to, ka mēs esam gatavi strādāt un ceram, ka arī Eiropa būs gatava, lai arī eh, pēc iespējas ātrāk pieņemtu nākotnes eh, risinājumus. Eiropas uzņēmumi ir pelnījuši, lai līdzekļi viņiem tiktu piešķirti eh, uzreiz. Mēs esam to viņiem parādā. Un katra diena ir nozīmīga. Solidaritātei, dārgie kolēģi, ir jābūt Eiropā. Un tagad mums ir jānodrošina, lai solidaritāte nāktu arī no sirds. Paldies! Paldies tagad uh, Monserratī kundze. Paldies priekšādātāji! Tautas partija ir bijusi vedošā šeit parlamentā un arī komisijā uzstājot uz šo atveseļošanās plānu ar dažādiem pasākumiem, lai cīnītos pret koronavīrusa krīzi. Esam to darījuši atbildīgā veidā, un tagad padomēji vajadzētu darīt uh, savu darbu. Galu galā ir ļoti daudz uzņēmumu, kas ir apturējuši darbību. Mums vajadzētu viņiem palīdzēt, lai viņi varētu atsākt strādāt. Valdībām vajadzētu rīkoties steidzami un arī atbildīgi. Eiropas solidaritātei ir jāiet kopā ar ambiciozām dalību valstu reformām, lai mūsu ekonomika būtu vismodernākā, visilgspējīgākā un visspēcīgākā. Um, Mums ir jāpalīdz visām ģimenēm un visiem uzņēmumiem. Mums ir jābūt patriotiem, mums vajag vajadzētu, piemēram, kā Spāņiem, investēt Spānijas digitalizācijā. Tas nozīmē arī, ka mums vajadzētu aktivizēt turisma nozari. Un pats svarīgākais - mums vajadzētu radīt darba vietas. Tā ir vislabākā sociālā politika, un tieši šādu politiku aizstāv tautas partijas grupa. Tādu Eiropu un tādu Spāniju mēs vēlamies. Liels paldies tagad divas minūtes Bonifai kundzei. Paldies tagad Bonifai kundzei priekšsādātājs kundze, valstu valdību vadītāji tiksies un runās arī par Eiropas komisijas atveļasinošanas plānu. Mēs ceram, ka lēmums tiks pieņemts pēc iespējas ātri, taču ne tikai vienkārši kāds lēmums, bet gan lēmums, kas ir veltīts, lai pārvarētu krīzi. Jūs zinat, ka mēs esam ļoti aktīvi un uh, veiksmīgi darbojušies, uh, atbalstot uh, aktīvu darbu. Bet taču ir jāuzsver tas, ka 750 miljardi ir uh, plānoti, kā uh, maksājumu maziem vidējiem uzņēmumiem, lai atbalstītu tos un lai atbalstītu arī strādājošos, lai cilvēkiem dotu perspektīvu, perspektīvu tiem, kas ir zaudējuši darbu. Tāpat arī uh, pašu līdzekļi par tiem ir eh, jārunā un ne jauno, tie nedrīkst būt jauni eh, nodokļi, kā daži par to runā. Tie, kas eh, maksā nodokļus, tiem jābūt arī, piemēram, lielajiem multinacionālajiem uzņēmumiem un arī tiem, kas vidas dēmpingu īsteno. Eiropas uzņēmums krīze ir skārusi, bet skārusi dažādi. Tādēļ valsts un valdību vadītājiem nebūtu jādomā, ka valsts jāatstāja vienkārši viņu pašu likteņa ziņā tās, kas ir ciešus visvairāk. Mēs esam uh, cieši savīti savā starpā, arī ekonomikas ir ļoti cieši saistības. Ja kāds uh, piedzīvo neveiksmi un sabrūk, tad arī iekšējais uh, tirgus no tā ļoti ciedīs. Tā tad uh, ir jāiesaist arī uzņēmumi, kuriem uh, labi klājas. Mēs nerunājam tikai par solidaritāti, bet arī par uh, liederību un kopēju uh, mē, uh, problēmas pārvarēšanu. Mēs esam redzējuši daudz uh, līdzekļus, kas ir uh, vērsti, lai pārvalētu problēmas, bet gribu aicināt arī mm, padomu runāt par īstenu plānu, un uh, parlaments ir gatavs aktīvi strādāt. Paldies, tagad Lozo kundze. Četri mēneši paliek, lai sasniegtu vienošanās par jaunu partnerību starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību. Nav daudz laika, un es esmu pārliecināta, ka mēs kā Eiropas cilvēku pārstāvi, pilsoņu pārstāvi un tāpat arī Lielbritānijas pilsoņu vēlas īstenot ciešas saites un vēlas, lai planēta tiktu saglabāta, lai uh, strādājušo tiesības tiktu aizstāvētas, lai drošība, pārtikas drošība arī būtu aktuāli ar izcināmie jautājumi. Un es nešaubos uh, par to, ka Lielbritānijas pilsoņi gribētu aizstāvēt savus un aizsargāt savus personas datus. Uh, un zinu, ka Lielbritānijas uzņēmumi un arī ES uzņēmumi ceļ, cer turpināt rūpniecisko sadarbību un apmaiņu, jo tas ir visu interesēs. Mēs rīt balsosim, un tas ir spēcīgs politisks signāls par to, ka mēs atbalstām visus pilsoņus, kas mūs ir iez, ievēlējuši. Uzņēmumi, pilsoņi, zvejnieki, rūpnieki un visi, ko mēs no Eiropas pilsoņiem šeit pārstāvam. Mēs strādājam, lai tiktu radīta tāda bāze uzņēmuma, kas būtu solīts un spēcīgs, jo gan uh, Lamanš jūras uh, šaurumu šajā, gan tajā pusē parlamentiem būs uh, pēdējais vārds. Pilsoņiem nav jācieš no tā, ka nav uh, sasniegta uh, vienošanās vai arī no Covid. Neviens nav vainīgs, ka tāda uh, situācija ir radušies, bet mēs uh, varam. Uh, mūsu centienus īstenot, lai krīze nepievienoties vēl vienai krīzai. Deklarācijas, kas ir sastādītas par politiskajiem jautājumiem, tiek parakstītas kopā, un kopā mēs varam rīkoties, lai nezaudētu vērtīgo laiku. Rīt mēs balsosim, rīt 18. jūnijas, un Priekšstājas te Gols pirms daudziem gadiem aicināja būs būt vienotiem. Un es aicinu mūsu britu kolēģus būt ambicioziem, būsim ambiciozi kopā. Paldies! Tagad viena minūte Huktasārī kundzei lūdzu. Godātais priekšsādātāji, es gribētu apsveikt Lielbritāniju. Viņi tikko ietaupīja 80 miljārdus eiro, jo uh, viņi nokavēja koronas paketi. Un tāpēc neviens Lielbritānijā pat neatzītu, ka viņš balsoja pret Brexitu. Eiropas komisijas priekšlikums atjaunotnes fondam ir vēl viens solis centralizētas parādu savienības virzienā. Šis priekšlikums ir nelegāls, nelikumīgs saskaņā ar 125. pāntu Komisija arī vēlas um, Eiropas uh, pašu nodokļus ieviest uh, garām dalību valstīm Eiropas Savienībā. Liela daļa no tās ekonomisko problēmu samazinātos, ja eiro uh, tiktu um, pārtraukts, ja šī um, monetārā savienība tiktu likvidēta. Soma eksports pieaugtu par 40% uh, mūsu pašu valūtā. Es gribu savu naudu atpakaļ. Tagad vienu minūtu Hautals kundzei lūdzu. Priekšsēdētāji. Mani skumdina redzēt, uh, ka šīs sarunas uh, bremzējās Eiropas Savienībai un apvienotajā karalistei. Uh, ir visi priekšnosacījumi, lai panāktu otro labāko vienošanos uh, pasaulē. Nekad uh, nav bijusi tāda situācija, ka divu pušu uh, parametri ir tik saskaņoti, un jaunās attiecībās ar apvienoto karalistu mums ir jāatzīst mūsu kopīgā vēsture, geogrāfiskais tuvums un visas saiknes, kas ir Britiem ar Eiropas Savienību. Uh, visaptverošs eh, noliegums, kas eh, garantētu vienotu spēles noteikumus, eh, un tas ir jāsasniedz. Vispārējais būtu izgāšanās, ir jāsasniedz tik labs nolīgums, par kuru labāka varētu būt tikai dalība pašā Eiropas Savienībā. Paldies, Kužmuka kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāri Eh, ja mēs raugāmies uz komisijas priekšlikumu attiecībā uz DFS un atjaunotnes plānu, un ja mēs uz to raugāmies kā vienot investīciju paketi dalībvalstī, tad tas ir ļoti labs eh, pamats sarunām ar padomi. Un mums, protams, sarunas ir jāved pēc iespējas ātrāk, eh, lai dalībvalstīs eh, varētu to visu sākt jau ievies šo te atbalstu, jo mēs zinām, ka jau šā gada otrajā kvartālā redzēsim apmēram 20% IKP sarukumu. Ja paraugāmies uz komisijas priekšlikumu, lai stiprinātu kohēzijas politikas eh, finansēšanu DFS, tas ir pozitīvi vērtējums, jo mēs eh, zinām, ka lauksaimnieki eh, krīzē ir spējuši turpināt nodrošināt piegāžu drošību. Un mums ir jāizmanto resursi elastīgā veidā, jāsasdala cietā, lai risinātu patiesās ekonomiskās problēmas mūsu dalībvalstīs un nevis tikai risinātu digitalizācijas un klimata pārmaiņu jautājumus. Paldies, tagad Vila Nevarojas kundze. Liels paldies! Ir eh, pietrūcis jau laiks, ir eh, atlikuši tikai pieci mēneši, un mēs neesam noslēguši šo tirdzniecības nolīgumu. Mums ir jānodrošina līdzsvars starp tiesībām un pienākumiem, un pats svarīgākais ir pilsoņu aizsardzība un tāpat arī mūsu strateģiskās intereses. Mums nepietiks tikai ar kompromisiem. Ir svarīgi, lai mēs pieņemtu šo vienošanos. Miljoniem pilsoņu to gaida. Viņi dzīvo un strādā apvienotajā karalistē, un viņu darbs un viņu dzīve būs atkarīga no tālākajām attiecībām. Šis eh, rekonstrukcijas plāns, ko mēs veidojam kopā, ir veids, kā mēs varētu nodrošināt tādu projektu, kuram vienmēr būtu pilsoņu atbalsts. Eiropas eh, parlaments eh, sniedza rekomendācijas un, protams, runā arī par savām prioritātēm, galvenokārt par vīdi, par sociālo jomu. Mēs redzam, ka arī pilsoņu jomā vēl nav viss panākts. Mums ir jābūt uh, neatkarīgam un starptautiskam spēlētājam. Šajās sarunās mēs riskējam ar to, ka mēs tiksim pakļauti eh, Džonsona ideoloģiskajai eh, domai, proti Trumpam, un mums nav vajadzīga šāda nākotne. Paldies! Paldies! Tagad viena minūte Rūkmākars kundzē, lūdzu. Būsim pragmatiski un saprātīgi. Britu nācija ir respektēts eh, Eiropas eh, ģimenes loceklis, un tā tas vienmēr būs, vēl arī turpmākajās paudzēs. Viņi vairs nav Eiropas Savienības dalība valsts, un tāpēc mums ir jāpanāk vienošanās ar tuvu mūsu kaimiņu un senu draugu. Pēc eh, četrām kārtām neveiksmīgu sarunu mums ir jāsacina, ka stratēģija līdz šim nav darbojusies apstākļi ir mainījušies. Mēs saskaramies ar milzīgu ekonomikas krīzi, ar Covid-19 krīzi. Mēs nevaram atļauties eh, bez vienošanās izstāšanos šajā situācijā. Šķiršanās visām iesaistītajām pusēm ir sāpīga, ir jāmaksā zināma cena abām pusēm. Mums ir jādomā par nākamo paudzi. Tas nav morāls jautājums bet šai situācijai ir jāizvēlas saprātīga pieeja. Tad, kad apstākļi mainās, jāmaina arī stratēģija. Nemērķēsim uh, sasniegt vislieliskāko uh, vienošanos. Domāsim par to, kas šobrīd ir iespējams. Padomāsim par nākamajām paaudzēm gan Lielbritānijā, gan Eiropas Savienībā. Būsim pragmātiski un saprātīgi. Paldies! Paldies, tagad viena minūte Lēners kungam, lūdzu. Yes, thank you. Jā, paldies, priekšsādātāji. Nu, atkal tas pats eh, seši mēneši līdz nākamajai eh, Brexit klintī, un nekāds eh, būtisks progress nav panākts, uh, un šis te sauklis Get Brexit Done neko nenozīmē, nekādu Brexitu nevar uh, īstenot, un Boris Johnsons uh, parakstīja pagājušajā gadu politisko deklarāciju, to viņš šķiet ir aizmirsis. Tas taču bija pamatu pamats ambiciozām attiecībām starp karalistu un Eiropas Savienību, balstoties uz vienotiem spēles noteikumiem. Mēs to vairāk kārt esam teikuši, ka Brexits uh, ir zaudējums abām pusēm. Bet, ja mēs panāktu vienošanos par šo izstāšanos, tad vismaz varētu mazināt šo negatīvo ietekmi. Pilsoņiem un uzņēmumiem ir tiesības saņemt skaidrību, drošību par savu nākotni Un izskatās, ka mums uh, sāk izbeigties laiks un iespējas. Varbūt mums jākļūst uh, radošiem. Varbūt Markus Rašferdu varētu ielūgt uz nākamo sarunu kārtu, Barņiekungs, jo viņš izskatās spēja kaut ko panākt apvienotajā karalistā šobrīd. Tagad viena minūte Langas kungam lūdzu. Paldies, priekšsādātais kundz, godā tie kolēģi. Diskusijā par tiesniecības nolīgumu ar apvienoto karalisti bieži. E, Eh, tiek teikts, nu, tad eh, paskatīsimies, kā CETA, Kanādas nolīgums, tādu varētu noslēgt. Nu, arī Džonsona kungs to ir minējis. Tas ir tas tipiskais kļūdainais priekšstats, ka viena lieta visur nozīmē vienu un to pašu ar Kanādas eh, pusi. Eh, Šajā sarunās eh, tie bija divi partneri, kas atradās ļoti tālu un pamazām tuvinājās viens otram, un tas bija ļoti veiksmīgs process, bet ar apvienoto karalistu mums situācija ir vienāda, mums ir kopējais tirgus, un mēs tagad gribam tā kā atdalīties, un ja mēs ietu Kanādas nolīguma virzienā, tad, tad būtu slikta vienošanās. Mums nav vajadzīga slikta vienošanās, mums ir vajadzīga laba vienošanās, jādomā par pilnību pilsoņiem, darba vietām un tā tālāk. Un es varu padomēji tikai dot uh, padomu, neiestāties par sliktu uh, nolīgumu, ir jāpanāk labs nolīgums. Slikts nolīgums eh, vājinās ekonomikas izaugsmi. Paši Briti teica, ka CETA tipa nolīgums novedīs pie uh, IKP uh, sarukuma, un tādu nolīgumu mēs negribam. Paldies! Tagad Rivjēras kungs, paldies! Uh, um, kāda tauta izvēlējās izstāties no Eiropas Savienības, tā ir realitāte. Boris Džonsons saka, ka viņi grib atrast, uh, rast vienošanos, un viņš uh, arī ir pierādījis, uh, ka ir gatavs iestāties par savu izvēli. Un Boris Džonsons uh, uh, tātad runā par uh, Brexitu, par to, ka tas ir jāpanāk, un uh, um, ja mēs esam pārliecināti, ka ir uh, jāpanāk tāda līdztiesīga vienošanos, uh, mēs uh, varam runāt par uh, migrāciju, arī viņus tā ir skārusi. Un uh, ir tik daudz uh, imigrantu, kas ierodas, uh, un uh, Francija nav Lielbritānija. Uh, bet ja mēs Eiropā um, iestātos par savu identitāti un uh, sadarbotos, eh, ja mēs izvēlētos nāciju Eiropu un nevis tehnikrātu Eiropu, eh, kā to izvēlas Mišels Barņē, tad būtu labāk. Minute, miss... Viena minūte Lagodīnska kungam. They ask us why we're doing this. Viņi mums prasa, kāpēc mēs to darām, kāpēc mēs esam vienoti un kāpēc mēs veltām tik daudz laika, lai um, spriestu par kaut ko tādu, ko apvienotā karaliste ir visu laiku noliegusi. Atbilde - mēs to darām mūsu kopējās Eiropas nākotnes labā. Varbūt tas nenotiks nākamgad, varbūt tas nenotiks arī pēc vairākiem gadiem, bet šī nākotne noteikti būs. Mēs strādājam mūsu kopējo vērtību labā, un šīs vērtības nav atkarīgas no kaut kāda paraksta. Liberāla demokrātija, sieviešu tiesības tiesības, minoritāšu tiesības, vīdes tiesības. Šīs vērtības mums ir svarīgas, vienalga vai mēs esam Eiropas Savienības dalība valsts vai nē. Mēs to darām abās kanāla pusēs, tātad te runa par ģimenēm, par kopīgu geogrāfiju. Mēs darām viņu tiesību dēļ, mēs darām to jūsu, britu dēļ. Mēs ticām jūsu gudrībai daudz vairāk nekā jūs ticat jūsu breksitistu valdībai. Mēs gribam mērķēt augstu. Ar šo rezolūciju mēs mērķējam augstu. Mēs nevēlamies apvienoto karalisti uzskatīt par trešo valsti. Mēs apvienotās karalistes pilsoņus arī nekad neuzskatīsim par trešo valstu pilsoņiem. Uh, Brexits ar vienošanos ir pats sliktākais apvienotās karalistes nākotnē, izņemot jebkādas citas vienošanās. To ir teicis kāds ļoti slavens brits. Tagad bumba ir jūsu laukuma pusē, Johnson kungs. Lielas paldies! Tagad viena minūte Fidanzes kungam. Paldies, priekšādātāji! Ir eh, sākušās eh, ļoti sarežģītas sarunas par eh, finanšu atbildi, un, protams, kā mēs eh, daudz ko sagaidām no šīm sarunām. Mēs eh, saprotam, ka tas viss eh, nāk par vēlu, šeit ir daudz dažādu nosacījumu, kas ir jāizpilda. Un, protams, ir jādomā arī par uzņēmumiem, par nozarēm, te ir runa par turismu. Ir pārāk daudz uzņēmumu, kuriem nāksies um, pārtraukt savu darbību, ir pārāk daudz cilvēku, kas zaudēs darbu. Un tirgus kļūst daudz eh, trauslāks līdz ar to. Protams, mums ir jārēģē arī uz krīzi. Tieši tas jau ir mūsu mērķis. Mums eh, vajadzētu turpināt rūpēties par man saskaitītajām problēmām, nevis eh, domāt tikai par ideoloģiju. Solidaritāte ir ļoti svarīga, jūs to tagad esat sapratuši, un par to mēs priecājamies. Tagad Šalts kungam vienu minūti. Paldies, priekšādātāji! Iespējams, kolēģi, mums šī ir pēdējā iespēja rīkoties atbildīgi un kaut ko panākt. Es ar prieku klausos šajos vārdos par vidas aizsardzību, par pilsoņu tiesībām un arī par situāciju īrijas salā. Es vēlos arī vērsties pie sarunu vedēja. Liels paldies par jūsu darbu! Ja mēs eh, samazināsim šos eh, godīgās eh, konkurences noteikumus, tad mēs nevarēsim, kā kreisē jums, sniegt mūsu atbalstu. Tas pats attiecas arī uz tirdzniecību. Liels paldies arī referentiem par darbu. Es gribētu uzdot vēl vienu jautājumu. Mums vajadzētu mācīties no koronavīrusa krīzes un arī no klimata krīzes. Mums vajadzētu nodrošināt lai tirgus tiktu stiprināts, un tam ir svarīgi gan tirzniecības, gan arī vides aizsardzības noteikumi. Mums ir jādomā arī par atbruņošanos, mums ir jāatcerās, ka pilsoņu tiesības ir vēl svarīgākas nekā jebkad iepriekš. Mums, protams, ir mm, sarežģīti piekrist šādam tekstam, kur nav iekļauti visi nosacījumi, un cerams, ka eh, rīt eh, mēs balsojumā nobalsosim arī par mūsu grupai svarīgiem grozījumiem. Lielas paldies, tēt viena minūte Ponsatī Obielas skundzei. Skodija, Skotija vēlējās palikt eh, savienībā, taču viņu balss tika apklusināta sarunās. Tagad Skotija ir ārā kopā ar pārējā apvienoto karalisti. Uh, Mēs rādzām, ka mm, vēsture ir mainījusi Eiropas valstu robežas, ir notikušas dažādas invāzijas, tautas ir uh, mainījušas savas atrašanās vietas, bet tas nav ietekmējis Eiropas stabilitāti. Vienīgais, ko Eiropa nav izdarījusi, tā nav piedāvājusi labāku brīvību saviem pilsoņiem, kas balstītos uz demokrātiju un piekrišanu. Ja mēs vēlamies būt uh, ticami uh, un uh, lai Skoti varētu atgriezties, Eiropai vajadzētu nekavējoties atrisināt iekšējās paplašināšanās problēmu. Pretējā gadījumā Eiropai būs tāds pats liktenis kā pārējām impērijām. Mums ir jādomā par daudzveidību, un mums ir jāatcerās, ka tautu pašnoteikšanās nav eh, tiesības, eh, kas mums kaut kādā veidā liekas sarešķītas. Tā ir iespēja atteikties no ilūziju sabrukuma. Es eh, saviem draugiem Skotijā saku, ka mēs labprāt jūs uzņemsim atpakaļ Eiropas Savienībā. Lielas paldies, tagad viena minūte Ranžēla kungam. Paldies, priekšādātāji! Vice priekšādātājs kundzei. Kolēģi jau izteicās par Brexitu, par eh, sarunām, par tālākajām attiecībām ar Lielbritāniju, taču nav pieminēti citi svarīgi punkti, kas tiks skatīti eh, šajā padomē, un proti atvesaļošanās plāns. Ir svarīgi, lai parlaments sniegtu atbalstu komisijai šī plāna īstenošanā. Pirmo reizi tiks izdotas eiro obligācijas, un tāpat arī tiks uzņemtas saistības par dažādiem aizdevumiem un dotācijām. Mums ir jāatcerās par svarīgākiem Eiropas Savienības pienākumiem, proti domāt par digitalizāciju un arī par eh, zaļā kursa īstenošanu. Mūs uztrauc arī tas, kas notiks ar DFS. Šeit vēl ar vien ļoti daudz eh, ir budžeta samazinājumu. Gribētu vērsties gan pie prezidentūras, gan pie padomas, gan pie dalību valstīm. Gribu vērsties pie visiem, kas eh, vēl ar aizdomām izturas pret šo komisijas plānu. Ja jūs esat nobežījušies par eh, nāk nākamajām paaudzēm, jums noteikti vajadzētu atbalstīt komisijas plānu. Šis eh, plāns ir tas, ko ir atbalstījusi Fonderlainas kundze, un tieši to arī sagaida nākamās paaudzes. No mums. Lielas paldies tagad vārds Moreno Sančesa kungam. Lielas paldies priekšādātāji! Parlaments un komisija jau ir izpildījuši savus pienākumus attiecībā uz šiem ambicioziem priekšlikumiem. Tagad eh, padomei ir pienākums eh, rekonstruēt Eiropu un nodrošināt, lai šie līdzekļi nonāktu pēc iespējas ātrāk pie tiem pilsoņiem un uzņēmumiem, kam tie ir visvairāk vajadzīgi. Tāpat arī ir pienācis brīdis, lai domātu par pašu resursiem, lai atmaksātu parādu. Otrais, ko vēlos teikt, tautas partija, Manfred Weberkungs, nevajag uztraukties. Spānijas valdība iesniegs atvesļošanās plānu, kas būs gan ambiciozs un kur neviens netiks aizmirsts. Sociālisti nevēlas pagātnes plānus. Mēs nevēlamies kaut kādus nosacījumus vai taupīgumu. Un pēdējais. ETP uh, kolēģiem vēlos norādīt, ka viņiem nevajadzētu uh, sajaukt Eiropas parlamentu ar uh, Spānijas kongresu. Nevajadzētu izmantot šo zāli kā tranšejas, no kurām uzbrukt Pedro Sančesam. Mums eh, vajadzētu iemācīties būt patriotiem, un jo īpaši to vajadzētu darīt jums, jo opozīcijā jūs esat aizmirsuši par patriotismu. Mani aicināja būt striktākai, un es eh, tagad stingri ievērošu uzstāšanās laiku. Tagad eh, viena minūte Štednes kundzei. Priekšādātājs kundzei. Mēs atkal šeit runājam par nodokļiem, par vīdi, mēs runājam par pilsoņu naudu. Gal galā šeit ir runa par solidaritāti, par kopienu, par nākamajām paudzēm. Solidaritāte nebalstās tikai līdzekļu šķērdēšanā, tādu līdzekļu šķērdēšanā, kas nemaz nav jūsējie. Mums vajadzētu strādāt kopā, bet nevajadzētu būt tā, ka mēs vēl vairāk varas atdodam Eiropas Savienībai. Šādā veidā mēs neuzlabosim mūsu konkurētspēju, mēs neveicināsim mūsu izaugsmi, tāpat arī mēs nenodrošināsim lielāku kohēziju. Mēs vienkārši šo problēmu atbīdīsim tālākā nākotnē. Mēs to uzkrausim uz mūsu mazbērnu pleciem. Tā nav solidaritāte, tas ir bezatbildīgums. Jūs to saucat par nākamās paudzes Eiropu. Mēs to saucam par uh, smiešanos par nākamajām paudzēm. Lielas paldies, tagad uh, Bazesku kungam vārds doamnă președintă privind la brexit konstatăm ka. Paldies, priekšādātāji. Ja runa par Brexitu, tad esam šeit sasnieguši konfrontācijas stadiju, bet eh, abas puses vēlas taisnīgu vienošanos. Mēs redzam, ka pēdējā laikā nav panākts nozīmīgs progress Tas nozīmē, ka ir vajadzīga iejaukšanās valstu un valdību vadītāju līmenī. Uzskatu, ka tas ir pozitīvi, ka Merkele, Makrons un Džonsons ir runājuši par to, kā mm, panākt sarunu progresu. Domāju, ka vienotā tirgus prasības vajadzētu ņemt vērā. Tas ir tikpat svarīgi kā apvienotās karalistas izstāšanās no Eiropas Savienības. Mums vajadzētu atcerēties, ka savādāk dalībvalstis sāks slēgt divpusējas vienošanās ar apvienoto karalisti. Markeses kundzē viena minūte. Paldies priekšādātāji! Padomēs saskarsies ar diviem ļoti lieliem izaicinājumiem. Pirmām kārtām panākt politisku vienošanos, kas būtu atbilstoša Eiropas reakcija uz krīzi. Šeit jau ir sagatavots ļoti labs priekšlikums. Eiropas parlaments aicināja pārskatīt daudzgadu finanšu plānu. Tāpat arī ir vajadzīgs atvesaļošanās eh, plāns, kas ļautu palielināt Eiropas Savienības budžetu, eiro obligācijas, vairāk kā aizdevuma nevis parādu, pašu resursu ieviešana kā Eiropas Savienības eh, budžeta avots. Šie principi ir ļoti svarīga daļa komisijas priekšlikumā. Otrais izaicinājums, ar ko saskarsies padome - panākt politisku vienošanos par Eiropas Savienības nākotnes budžetu. Šis eh, priekšlikums ir slikts. Te ir runa par otro periodu un mums ir jādomā par pārēju. Eiropas eh, parlaments turpinās eh, prasīt un uzstās uz savām eh, prerogatīvām. Cerams, ka padoma pildīs savus pienākumus. Lielas paldies! Eh, tagad vārds Tobei kungam uz vienu minūti. Mums vajadzētu sanākt kopā, mums vajadzētu vienoties par šo atveseļošanās pakotni un arī par daudzgadu finanšu plānu. Mūsu mērķis ir stiprināt sadarbību. Mēs visu laiku mēģinām parādīt, ka mēs izturamies atbildīgi. Mums vajadzētu tagad uzņemties kopā ļoti lielu aizdevumu, taču mums vajadzētu darīt visu, lai tie, kas atmaksās šo parādu, nebūtu nākamās paaudzes. Atcerēsimies, ka nākamais plāns sāksies tikai 2028. gadā, un šeit mums arī vajadzētu balstīties uz eh, tiesiskuma principiem. Ir jānodrošina, lai šie Eiropas līdzekļi tiktu izmantoti visatbildīgākajā veidā. Lai kāda risinājuma tiktu atrasti, tie, tās nebūs subsīdijas, tie nebūs aizdevumi. Mums vajadzētu stiprināt Eiropas Savienību, un to stiprinās tikai investīcijas. Lielas paldies tagad Vitanova kungam vārds. Paldies, priekšādātāji! Sarunas, diemžēl, nav nodrošinājušas progresu. Briti izturas kā maksimālisti. Viņi mēģina gūt labumu no vienotā tirgus, bet negrib uzņemties pilnīgi nekādus pienākumus. Diemžēl um, pārvietošanās brīvībai tiks pielikts punkts eh, pēc tam, kad būs beidzies pārējais periods. Bāžas eh, par Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām kļūst tikai izteiktākas. Sarunu gaitā apvienotā karaliste mēģina šīs eh, tiesības ierobežot. Tiek pieņemti tiesību akti, kas aizstāja pašlaik spēkā esošos, un šo tiesību aktu pieņemšana norisinās daudz ātrāk nekā sarunas par eh, nākotnes attiecībām. Mums ir vajadzīga, vajadzīgs atgriezeniskums un nediskriminācija šajās tālākajās attiecībās. Lielas paldies! Tagad eh, Sikorska kungam viena minūte. Priekšādātāji! Esmu Eiropas Savienības apvienotās karalistas draudzības eh, grupas eh, priekšēdētāja vietnieks, un, protams, es eh, ceru, ka tiks panākta vienošanās, bet, nu, sāku jau grimt izmisumā. Mūsu sarkanā līnija šajā politikā ir tas, ka mēs gribam saglabāt vienotā tirgus integritāti. Uh, Britu premjers mums ir paziņojis, ka apvienotā karaliste nevarēs akceptēt eh, tādu vienošanos, kas uh, pakļaus apvienoto karalisti um, Eiropas Savienības tiesas jurisdikcijai, vai kas kaut kādā veidā sasaistīs apvienotās karalistes eh, tālākās tirdzniecības attiecības. Man šķiet, ka tas šo vienošanos padara neiespējamu. Jebkādas vienošanās uh, pamats ir tāds, ka nākotnē jūs rīkosieties saskaņā ar šo vienošanos, nevis tā kā jums lapatiks. Es uzskatu, ka mums vajadzētu pārtraukt, pieprasīt neiespējamo no mūsu sarunu vedējiem. Mums vajadzētu sākt gatavoties tām, no kā mēs diemžēl nevarēsim izbēgt, proti tāds ļoti sarežģīts un grūts Brexits. Lielas paldies, eh, tagad eh, vienu minūtē Garsajo Margājo kungam. Godīga konkurence, vienādas iespējas, šis eh, pamata princips diemžēl nav īpaši labi pazīstams nodokļu līgumā starp Spāniju un apvienoto karalisti. Tiek saglabāts tāds nodokļu režīms, kur uh, um, Gibraltārā iegūtie ienākumi tiek apņemti ar nodokļiem, uh, aplikti ar nodokļiem, kamēr uh, citās valstīs iegūtie ienākumi to nedara. Un tāpat arī azartspēļu nodoklis ir ļoti simbolisks. 30 tūkstoši offshore uzņēmumi Gibraltārā un 60% no visām azartspēlēm um, tiešsaistē kontrolē tieši Gibraltārs. Um, Gibraltārā pašlaik ienākumi ir trešajā vietā pasaulē, bet turpat blakus Spānijas teritorijā šie ienākumi ir sešas reizes mazāki. Un šāda atšķirība ir tikai starp ASV un Meksiku. Uh, Mēs esam nosodījuši šo režīmu jau vairāk kārt, jo tas pārkāpja nodokļu kodeksu un tāpat arī daudzus citus tiesību aktus. Spānijas valdība var ignorēt šo situāciju, taču Eiropas Savienība nevar izturēties pret to iecietīgi, un sarunās pie tā vajadzētu piedomāt. Es ceru, ka šajās sarunās mēs apņemsimies pildīt starptautiskus tiesību aktus, uh, attiecībā uz uh, dekolonizāciju. Galu galā mēs esam tiesisks režīms. Paldies! Minute, Lielas paldies! Tagad viena minūte Kristoforo kungam. Es gribētu uh, izmantot uh, šo iespēju uzrunāt komisiju un arī gribētu vienlaikus uh, pievērsties uh, jautājumam, kas ir eiropeiski ļoti nozīmīgs jautājums, ir par to politiku, ko īsteno pret divām Eiropas Savienības valstīm - Grieķiju un Kipru. Tā ir politika, ko īsteno Turcija. Tas skar ne tikai Kipru, bet visu Eiropas Savienību kopumā. Eiropas Savienības eh, tolerants, kas turpina šādu uh, Turcijas apdraudējumu akceptēt, tā nedrīkst uh, būt tāda. Mēs konstatējam, ka Turcija pārkāpja uh, ekskluzīvās ekonomiskās uh, zonas uh, noteikumus, un mēs aicinam aizstāvēt uh, Eiropas Savienības teritoriālos ūdeņus, tā kā uh, tiek darīts arī ar zemes robežām. Un es gribētu aicināt aizstāvēt teritoriālos ūdeņus. Nākamais runātais Vorborn kungs vienu minūti. Paldies, mēs. Uh, Domājam, ka ir nepieciešams pēc iespējas ciešas un tuvas saites ar, ar Lielbritāniju. Gan geogrāfiskais tuvums, gan arī dziļās ekonomiskās saites nosaka to, ka nu, praktiski neiespējami ir nākamo gadu sākt bez uh, nolīguma. Runājot par uzņēmumu situāciju, un citiem jautājumiem jāsaka, ka mēs cīnāmies par darba vietām un e, investīcijām. Un e, arī e, Lielbritānija. Un nākotnes noteikumus jārūpējas par mazajiem uzņēmumiem, pēc iespējas labākiem eksporta noteikumiem. Uh, Diemžēl nav vairs daudz laika, un arī Covid-19 ir ietekmējusi sarunu vešanas laiku. Ir atlicis aizvien mazāk laika, taču mēs ļoti atzinīgi vērtējam to, ka tagad ir konstruktīvas iespējas arī vasarā turpināt sarunas, un mēs ceram, ka vienošanās būs veiksmīga. Paldies! Tagad nākamais runātājs. Voorzitter, Priekšsēdētāji, laba tirzniecības vienošanās ir svarīga abām pusēm, bet ko mēs redzam? Mēs redzam, ka apvienotā karaliste kāpjās atpakaļ jau par eh, jautājumiem, par ko jau bija vienošanās, sāk runāt atkal. Un viņi atkāpjas no politiskās deklarācijas, kas starp citu nāca no Džonsona kunga. Un jautājums ir, vai vispār Britu valdība grib vienošanos, Britu uzņēmumu to grib. Uh, Eh, Britu rūpniecības eh, eh, kamera ļoti labi zina, ka mūsu vienotais tirgus viņiem ir izšķirīgi svarīgs. Viņi saprot, ka ja būs beznolīguma izstāšanās, tad zaudētāji būs abās lamanšu pusēs. Un es gribu lai būtu vienošanās par skaidri, skaidriem noteikumiem par zivu saimniecību. Ir jābūt arī eh, labam noliegumam par zivju krājumiem. Un ja nebūs vienošanās par zivu saimniecību, tad nebūs arī tirzniecības vienošanās. For... Paldies! Spirākie kundze, vienu minūti. Šefkovičs kungs, dāmas un kungi deputāti, es domāju, ka ambīcijas gatavojoties Eiropadomas sēdē nav pārāk augstas. Mēs esam zaudējuši Grieķijā 25% no NKI ekonomiskās krīzes rezultātā, un tagad mēs redzam arī, ka varētu būt recesija, ja Eiropas Savienība nedarbosies nekavējoties. Arī tādēļ Eiropā, domāju, ir jāizmanto šī iespēja un ļoti skaidrs vēstījums tirgiem jādod, proti, lai atjaunotu uzticību. Uh, Atvesļošanās plāns uh, varētu uh, atbalstīt uzņēmums un arī rosināt energo resursu labāku izmantošanu. Tāpat arī jārunā par mazo un vidējo uzņēmumu situāciju. Tie tagad cīnās, lai viņu uh, darbs varētu turpināts. Dāmas un kungi, mums ir uh, nepieciešama līdzekļa, lai pārvietotu mūsu ekonomikas un lai radītu darba vietas uh, šai pazai un arī nākamai paudzei. Paldies! Paldies tagad referenti Pirīkundze divas minūtes, lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsādātājs Konze. Es gribētu teikt paldies kolēģiem par uh, iesaistīšanos šajās uh, debatēs un par uh, viņu atbalstu. Un ļaujiet arī īpašu uh, paldies teikt Kristofam Hansenam, līdzreferentam un arī visiem ēnu referentiem, kas ir aktīvi strādājuši. Un, protams, ka nedrīkstam aizmirst uh, arī Mišelu Barņē un viņa komandu par uh, šo ļoti aktīvo darbu. Mēs jums uh, nākamo nedēļu ritumā novēlam pacietību un arī zināmu humoru izpratni. Mēs gribam runāt par ilgtermiņa risinājumiem, ilgtermiņa risinājumiem, jo saskaramies ar izaicinājumiem, kādi līdz šim nav bijuši. Ja Lielbritānijas valdība uzreiz nemainīs attieksmi pret šīm sa runām, tad um, diez vai varēs uh, līdz pārejas perioda beigām sasniegts labs uh, līgums uh, par nākotnes attiecībām. Būsim uh, godīgi, mums pašiem ir jāgatavojas tam, ka vienošanās netiek uh, sasniegt šādam scenārijam jāgatavotiem. Statistikas uh, birojas un ekonomikas uh, un attīstības sadarbības uh, organizācija datus ļoti skaidri parāda, ka koronavīrus krīze ir smagi skārus ekonomiku un tagad ir uh, mums ir jāpārveido nostāja. Mums ir nākotnē jābūt veiksmīgiem, nevis pandēmija jābūt mūsu neveiksmes avotam. Tas ir attiecāms uz iedzīvotājiem abās Lamaras kanāla pusēs. Mums ir nepieciešams labs darījums nākamo nedēļu laikā. Patiesība parādīs uh, savu nozīmi, un ir pienācis laiks, lai darbotos aktīvi un drosmīga. Pilsoņiem ir nepieciešama skaidrība, paredzamība. Eiropas Savienībai ir savi uzdevumi jāīsteno arī atbilstoši tam, ko no tās sagaida. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Hansen kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdājs kundze, dārgie kolēģi, un paldies visiem tiem, kas uzstājās šajās ļoti garajās diskusijās šodien. Es ceru, ka es varētu dot uh, atbildes, taču uh, ir, ir no, nu, es gribētu atbildēt tikai uz uh, tiem. Uh, Runātā, atbildēt tikai tiem runātājiem, uh, kas uh, runāja par uh, vienādām iespējām. Kādēļ jūs, uh, mans tēvs, uh, uzdot jautājumus, kādēļ jūs visu laiku runājat par šīm vienādīgām iespējām pārvaldību? Nu, es atbildu, nu, iedomājos, ja Tour de France, jūs kā. Uh, velobraucējs kaismīgs, ja daļa braukt ar parastiem velosipēdiem, pēkšņi viena daļa izmantotu elektrovelosipēdus, vai tas tad būtu godīgas konkurences pierādījums vai situācija? Nē, tā nē, tas nav godīgas konkurences situācijas atspoguļojums. Un arī tas ir tas, uz ko mēs ceļam. Mēs eh, ceram, ka ar apvienoto karalistu būs visciešākā ekonomiskā sadarbība, un tas ir visu interesēs. Mēs būsim konstruktīvi, gatavi diskutēt par sabalansētu un godīgu kompromisu, un ceram, ka nākamo nedēļu laikā tāds tiks izstrādāts gan Brislē un Londonā. Protams, ka ir nepieciešami divi, lai dejotu tango, kā komisijas eh, priekšsēdēs kundze teica. Un šeit eh, parlaments būs gatavs šai pēdējai idejai pēdējai. Paldies! Paldies! Un tagad Šefkovičs kungs, vicepriekšsēdētājs komisijā, lūdzu jums vārds atbildēji. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, ļoti cienītie kolēģi, mans kolēģis Mišels Barnjē arī šeit ir klāt, un es gribētu pāris piezīmes izteikt attiecībā uz Kellers kundz Garsīs Peres un Čalaškonga teikto. Protams, ka. Uh, video konference būs Eiropadams sēdes ietvarā un arī daudzgad finanšu schēma. Pirmkārt, liels paldies par jūsu atbalstu. Tas ir ļoti nozīmīgi. Vienmēr arī diskutējot gan ar dalībvalstīm, gan arī ar a, iedzīvotājiem. Un es a, jums varu solīt, ka mēs nezaudēsim nevienu minūti no tā laika, kas ir mūsu. A, rīcībā, un uh, mēs mēģināsim sasniegt ļoti uh, ambiciozu risinājumu Next Generation un arī daudzgadu finanšu schēmas kontekstā, daudzgadu budžetam. Mēs uh, aktīvi diskutējam arī ar pilsoņiem un arī ar nacionālajiem parlamentiem. Kozaka ietvarā tikos ar nacionālajiem parlamentiem to pārstāvjiem stāstot par to, kāda ir šī Eiropas nākotnes arhitektūras ideja. Protams, ka solidaritāte ir ļoti nozīmīga mūsu izpratnē, un es domāju, ka Eiropadoms videokonferences arī parādīs uh, ka ir iespējams mazināt atšķirības, kādas aizvien vēl ir, un sagatavot pamatu labam, izšķirīgam, manuprāt, vienošanās tekstam jūlijā. Otrs jautājums, par ko šeit daudzi pieminēja. Es gribētu tikai informēt jūs par to, kā mēs uh, īstenosim izstāšanās nolīgumu. Jūs zinat, ka es pārstāvu Eiropas Savienību šajā kopējā uh, komitejā ar Vēku Golgas pārstāvu Lielbritāniju. Un šeit mēs runām par nolīgumu, ko šis parlaments un arī Lielbritānijas parlamentā parakstīs un ratificēs no vienas puses Vēku Golga paziņojums bija ļoti skaidrs, ka nebūs pārējais periodu pagarināšanas, un uh, arī tas uh, bija tas, ko gan Pirīkungs, gan Hansen kungs, gan arī Makalester kungs teica. Mums ir nepieciešams pātrināt mūsu darbību un būt drošiem, ka izstāžas nolīgums tiek pilnībā implementēts. Esmu ļoti gandarīts stāstīt par to, ka kopējā komiteja ļoti pozitīvi diskutēja labā atmosfērā un ir sasniegts labs progress finanšu noteikumos, Gibraltāras protokola kontekstā un tāpat arī par suverēnām teritorijām Kiprā Tāpat arī par pilsoņu tiesībām. Es zinu, cik ļoti nozīmīgs šis jautājums ir Eiropas parlamenta skatījumā un arī mūsu pilsoņu skatījumā. Un es domāju, ka mēs būsim gatavi atrisināt mūsu atšķirīgos viedokļus līdz kāda beigām. Bet viss um, sarežģītākais jautājums ir jautājums par Īrijas un Ziemeļīrijas protokolu īstenošanu. Man nostāja bija ļoti skaidra, un es ir ļoti skaidri norādīju Lielbritānijas delegācijai, ka tas, ka mums ir nepieciešama aktīvāka darbība, un, protams, ka cerības ir ļoti lielas, kas ir tiek liktas uz mums. Un mums ir nepieciešamas konkrētas, skaidras atbildes par to, kā Lielbritānija taisās uh, uh, muitas uh, un BVN jautājums risināt, un tāpat arī izstājas nolīguma atsevišķo klauzulu pielietojumu. Lielbritānijas atbilde bija tāda, ka mēs ļoti intensīvi strādāsim vasaras laikā, ka mēs par īrijas, uh, uh, dzimlīrijas protokolu vēl uh, diskutēsim. Un es uh, ceru, ka uh, septembra sākumā mēs varēsim arī uh, vēl par šo jautājumu rus, uh, runāt. Un es ceru, ka abas puses, runājot par izstājas nolīgumu, uh, saprot, uh, ka uh, ir nepieciešama uzticība nākotnes attiecībām starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Es gribētu dot vārdu arī Mišelam Barņē, jo viņš burtiski dienu un nakti ved sarunas un dos jums vislabāko iespējamo pārskatu. Merci. Paldies, priekšsēdātājs kundze. Labvakar visiem! Paldies eh, Marašam par labo sadarbību mūsu starpā. Gribēju dažus vārdus teikt noslēgumā par šo eh, sarunu eh, norisi. Uh, Tas ir ļoti sarežģīts temats. Gribu sirsnīgi pateikties jūsu parlamentam, parla priekšādātais kundze, šīm te 17 komitejām, kas iesaistījās referentiem. Kā jau teica Makalister kungs, tā ir pirmā reize šādā formātā, un tāpēc gribētu sirsnīgi pateikties Skatī Pirī, Kristofam Hansenam par viņu darbu. Uh, Viņiem bija ļoti grūti droši vien to visu apkopot, bet tas izdevās. Mums ir vajadzīga uzmanība, apņēmība Eiropas parlamentā šajā posmā, un tieši ar šo apņēmību Davids Sasoli, jūsu priekšsādātājs augst līmeņa konferencē, eh, kuru organizē Fonderlajenas kundze kopā ar Mišela kungu un Boris Džonsonu, viņš arī tā apņēmīgi uzstājās. Un uh, jums būs arī pēdējais vārds sakāms, kā jau tika uzsvērts, uh, ja tiks uh, rast vienošanās ar apvienoto karalisti. Maros Šefkovičs jau atgādināja, ka mēs pieņēmām zināšanai Lielbritānijas noraidījumu um, pagarināt pārejas periodu, kas būtībā ir saruna periods un eh, mums eh, aiz muguras ir četri mēneši sarunu, mūs gaida vēl četri mēneši sarunu, eh, kā tī pirīteica 204 dienas, tātad tas būs sarežģīti, tas joprojām ir iespējams, bet laiks ir ļoti īss. Un es piekrītu Borisa Džonsona teiktajam, ka tas ir steidzami, un tāpēc mēs izlēmām, um, ka de, tad, kad uh, mēs intensificēsim jūlijā, augustā mūsu sarunas ar Davidu Frostu un viņa komandu. Mēs centīsimies diskutēt tā mērķiecīgāk, koncentrētāk, jo tas ir mūsu pienākums. Jūs zināt, ka esmu apņēmies būt pilnīgi caurskatāms jūsu parlamentam un arī visām 27 dalībvalstīm. Kad ir tālākie etapi? Viena lieta ir skaidra, kā jau trīs iestāžu priekšsēdētāji atgādināja pirmdien tiekoties ar Boris Džonsonu, tas, kas mums ir svarīgi pat pirms paša procesa, ir virzīties uz priekšu pēc būtības. Uh, E, apvienotie karalistei ir jāizvēlas, ko tā vēlas un vai tā vēlas vienošanos. Un e, ministrs kundze Brņakas kundze, jūs e, šīs debatas sākumā teicāt, ka tā ir apvienotās karalistas izvēle, vai viņa vēlas vai nevēlas vienošanos, jo vienošanās nosacījumi jau ir skaidri. Mēs par tiem vienojāmies ar Borisu Džonsonu un tika vestas sarunas par katru vārdu, katru komatu politiskajā deklarācijā, kad mēs mēs apņēmāmies panākt vienošanos. Un to atbalstīja arī jūsu parlaments. Šeit nav runa tikai par bezprecedenta eh, tirzniecības attiecībām, bez kvotām un eh, tarifiem. Tas būs eh, tāds pirmais nolīgums Eiropas Savienības vēsturē. Bet ir jāpanāk vienošanās arī par zivsaimniecību un par vienotiem spēles noteikumiem. Un tur ir runa arī par fiskāliem jautājumiem un sociāliem jautājumiem. Un Kristofs Hansens jau teica sākumā šie te godīgie spēles noteikumi gan ekonomiskās, gan sociālā plānā - enerģija, transports, drošības aizsardzības jautājumi. Um, tā, tie visi ir jāapspriež, un um, mēs vēlamies arī, lai būtu taisnīgi pieejas noteikumu mūsu tirgumu. Šī politiskā deklarācija, ko mēs uh, uh pieņēmām, un uh, um, to mēs vairs nevaram apstrīdēt. Pēc četriem sarunu gadiem, dāmas un kungi, deputāti, mēs redzam, kāda ir Britu valdības stratēģija. Sākumā viņi atteicās no visām diskusijām par drošību, aizsardzību, attīstību, kas ir svarīgi temati. Un es to interpretēju kā ideju koncentrēties sarunās tikai par ekonomiku. Un uh, arī aizsardzībā viņiem ir ekonomiskas intereses. Un uh, zināmās jomās Briti vēlas panākt uh, tādu situāciju, kas ir gandrīz līdzvērtīga dalība Eiropas Savienībā - Schengena, Muitas Savienība, uh, bet viņi negrib nekādas ierobežojumus, nekādu disciplīnu. Viņi tātad izlasa, ko viņi vēlas - finanšu dienesti, datu plūsma. Uh, Uh, citas jomas. Mēs nepieņēmsim šādu rozīņu izlasīšanu no kūkas. Briti uh, atsakās no jebkādām saistībām, vienotspēles uh, noteikumu jomā, lai varētu turpināt attālināties no mūsu noteikumiem, un daži pat saka, ka tas bija Brexit iemesls. Skaidri redzam šī stratēģija par datiem, par uh, finanšu pakalpojumiem, par valsts atbalstu. Šajos jautājumos Lielbritānija nav uh, nekādas norādes devusi, kāds varētu būt valsts atbalsta regulējums turpmāk apvienotajā karalistē. Apvienotā karalista pat gribēja atkal atvērt uh, geogrāfisko norāžu uh, jautājumu, kas uh, jau ir atrunāts izstāšanās noliegumā. Tas viss neatbilst uh, Uh, ilgspējīgas vienošanās pamatiem ar uh, lielu valsti, kas uh, arī turpmāk būs mūsu draugs, sabiedrotais un partneris. Un tomēr, dāmas un kungi, esmu pārliecināts, ka vienošanās ir iespējama ilgtermiņā, kā teica Danuta Hīmnera, Mēs jau no paša sākuma esam gribējuši un to turpinām darīt, dot visas iespējas panākt šādu vienošanos, bet tāms un kungi deputāti, kā jau jūs rezolūcijā nospraudāt virzienu, mēs nevēlamies eh, jebkādu vienošanās, vienošanās par katru cenu, kā jau Langas kungs teica, mēs nevēlamies uh, Eh, kā Fonderlajens kundze teica, eh, upurēt mūsu politiskās intereses eh, un patērētāju aizsardzību, lai tikai panāktu nolīgumu ar apvienoto karalisti. Un Maras Šefkovičs jau minēja izstājas nolīgumu priekšādātais kundze. Tas ir svarīgs jautājums arī mieram īrijā, protams, lai tiktu piemērots protokols pareizā veidā. Un ja mūsu prioritāte būtu, mm, jā, mums prioritāte ir mm, sasniegt nolīgumu, bet, eh, kā jau pāris deputāti teica, mums ir eh, arī kopīgi jāgatavojas visiem iespējamiem eh, scenārijiem. Ja būs vienošanās, ja nebūs vienošanās, to mēs arī darīsim. Paldies par jūsu uh, uzticību man, mūsu uh, Eiropas komisijas sarunu. Uh, Eh, komandai. Neaizmirstiet, tā ir jūsu saruna komanda. Turpmākās nedēļas būs izšķirīgi svarīgas. Tajās redzēsim, eh, um, kā tas attīstīsies. Um, eh, Pirī kundze teica, ka man būs jābūt humora izjūtai, mieru. Man aicināja ievērot Danielsona kungs miers un eh, pacietība eh, no manas puses ir neizsmeļami. Mums ir jābūt arī striktiem, stingriem, aizsargājot mūsu uzņēmumus un patērētājus un eh, jā. Tur augstā vērtē arī vienotība, ko uh, uzsvēra arī parlaments šodien. Paldies jums par to! Lielas paldies! un es eh, ceru, ka patiešām jūsu pacietības eh, rezerves ir neizsmeļamas. Un eh, tagad došu vārdu valsts sekretārē Briņācē, padoms vārdā. Paldies, godamie deputāti, dāmas un kungi! Sākumā pāris vārdu par sarunām par jauno partnerību ar apvienoto karalisti, par kuru daudzi no jums jau izteicās. Pieņemot eh, jūsu rekomendācijas, mūsu sarunu vedējiem vajadzētu būt daudz labākās pozīcijās eh, šajā tik sarešķītajā sarunu posmā, kas mums vēl ir priekšā. Abām institūcijām ir skaidrs, ka progresam mm, šajās sarunās ir jāiet roku rokā ar progresu pie izstāšanās nolīguma izpildes. Tas nozīmē, ka mums ir jāsaglabā modrība. Pirmām kārtām mums ir jāsaglabā pilsoņtiesības, vai nu te būtu runa par pārejas periodu, vai arī par tālākajām attiecībām ar apvienoto karalisti. Mūsu modrībai ir jābūt arī īpaši spēcīgai, tad, kad mēs domājam par tālāko ekonomisko partnerību. Mums būs vajadzīga ļoti spēcīga un laba pārvaldība, lai mēs varētu nodrošināt Eiropas vienotā tirgus integritāti un saglabāt Eiropas uzņēmumu konkurētspēju sarunās ar apvienoto karalisti par mūsu tālākajām attiecībām, partnerību, kopējiem centieniem. Noteikti būs svarīgs mūsu sarunu vedējs. Mums būs jānodrošina, lai šīs sarunas nāktu par labu Eiropas Savienībai un tās pilsoņiem. Tagad atgriezīšos pie DFS un pie atveseļošanās plāna. Eiropadomē mēs mēģināsim uh, ielikt eh, pamatus eh, tālākajam darbām pie atvesaļošanās plāna. Uh, piekdienas eh, sanāksme būs eh, orientējošas debates, kur līderiem būs iespēja izskaidrot, kādas ir viņu domas par komisijas priekšlikumu un par to, vai šī kopējā pakotne atbilst eh, viņu gaidām. Protams, ka ir, tas ir atkarīgs arī no padomas priekšādātāja. Viņam vajadzēs salikt kopā visus šos pēdējos elementus, kas ir tik būtiski sarunu pēdējā posmā. Es eh, ceru, ka mēs visi saprotam, cik steidzamas ir šīs sarunas un cik lielas ir mūsu ambīcijas. Mēs saprotam, ka vēl ir daudz darāmā. Mums ir jāņem vērā dažādas intereses un dažādi viedokļi, lai mēs varētu izveidot kompromisu. Mūsu galīgais mērķis ir pēc iespējas ātrāk vienoties par bezprecedenta finanšu pakotni, kas ļautu mums stāties pretī bezprecedenta krīzei. Pēdējās mūsu prezidentūras dienās mēs esam apņēmības pilni darīt visu, kas ir mūsu spēkos, nodrošināt, lai mēs varētu nokļūt pie šādas vienošanās. Mēs to darīsim, ņemot vērā arī parlamenta viedokli. Jau kopš pandēmijas sākuma mums bija skaidrs, ka mēs šo krīzi varēsim pārvarēt tikai tad, ja mēs rīkosimies kopā un solidāri. Liels paldies! Kolēģi, līdz ar to kopīgās debatas ir beigušās. Mēs jau esam nobalsojuši par Pīrī un Hansena ziņojuma grozījumiem. Galīgais balsojums savukārt notiks rīt. Pirms eh, sēdes beigām es vēlētos patiešām pateikties eh, tūkiem, tāpēc, ka debates ievilkās. Patiešām eh, sirsnīgi pateicos vēlreiz tūkošanas dienestam, un sanāksme tagad tiek pārtraukta līdz pulkstens 19.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

Guten Abend, liebe Kolleginnen un kolēģi. Labvakar, dārgie kolēģi. Nākamais darga kārtības punkts būs padoms un komisijas paziņojumi gatavošanās konferencē par Eiropas nākotni. Gribēju pateikt kolēģiem, ka mēs nepieņemsim brīvā mikrofona uzstāšanās, kā arī zilās kartīts jautājums. Pirmā uzstāsies Brņāčas kundze padomas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Paldies par eh, man sniegto iespēju vēlreiz diskutēt par Eiropas eh, nākotnē veltīto konferenci. Jāsaka, ka šīs eh, ir tādas pārdomas, kas ir kļuvušas ļoti aktuālas, ņemot vērā pašreizējos izaicinājumus, kas sviesti ES. Mums ir. Uh, janvārī jau bijusi iespēja par to visu diskutēt, bet Covid-19 ir atstājis ļoti dziļas pēdas mūsu sabiedrībās, ekonomikā, un jāsaka, ka visi ir eh, cietuši no šī vīrusa. Neviens nav palicis neskarts, tajā skaitā arī ieplānotā konference. Pēdējo mēnešu laikā mums vajadzēja pirmām kārtām domāt par mūsu pilsoņu uh, veselību, kā arī vīrusu uh, sociālajām un ekonomiskajām sekām. Un krīze uh, pierādīja, cik svarīgi mums visiem ir um, lauzīt galvas par Eiropas nākotni. Prezidentūra tādēļ ir apņēmusies pēc iespējas ātrāk panākt konsensusu padomē, lai e, mēs varētu arī ar parlamentu vienoties par datumu un par to, kā gal galā šī konference tiks organizēta bet gribētu arī uzsvērt, ka mēs darām visu iespējamo, lai varētu ātri vienoties padomē par tik uh, Eh, urdošu jautājumu. Darbs eh, korepēra, ministru un arī citos līmeņos ir kļuvis jo intensīvāks. 9. maijā Horvātijas premjers eh, Andrejs Plenkovičs uzsvēra, cik svarīgi ir debatēt ar pilsoņiem par Eiropas nākotni, lai varētu izveidot tādu visiem kopīgu vīziju. Plenkoviča kungs arī mudināja dalību valstis atrast vienprātību pēc iespējas ātrāk un tāpat arī atrast kopsaucēju ar komisiju un parlamentu. 26. maijā arī eh, konferencē kurā piedalījās Eiropas lietu ministri, šis jautājums arī tika iekļauts darba kārtībā mēs uh, sapratām, ka organizējot konferenci, protams, būs jāņem vērā arī Covid-19 uzliktie ierobežojumi. Un padomes pozīcija tika uh, pārskatīta, pielāgota, ņemot vērā pēdējo mēnešu notikumus. Parlaments šajā plenārsēdē arī balsos par rezolūciju veltītu konferencei, ņemot vērā pēdējā laika notikumus. Uh, Un mēs uzskatām, ka uh, konferencei nevajadzētu izskatīties radikāli citādākai, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu. Tik un tā mums ir jāturpina runāt par mūsu neatliekamajiem un arī uh, tālākas nākotnes izaicinājumiem. Covid-19 uh, sniegtā pieredze, protams, mums eh, būs jātematizē šajā konferencē, bet eh, līdzīgas prioritātes, eh, kas neskar tieši vīrusu, arī tika apspriest jau 2019. gadā un pirms tam. Un, piemēram, viens no mērķiem bija vienotā tirgus pilnveide, veicinot arī šo zaļo kursu, tā īstenošanu, domājot par ekoloģiju un mūsu pilsoņu labklājību. Tātad šie mērķi nav mainījušies un uzskatām, ka konferencei ir jābūt tādai iekļaujošai, iekļaujot visas trīs institūcijas, ņemot vērā institucionālo līdzsvaru un katras institūcijas spēlējamo lomu. Katrai dalībvalstī ir jātiek pārstāvētai godīgi, ņemot vērā arī dalībvalstu parlamentu deputātu līdzdalību. Un visu beidzot gribēju atkārtot, ka, lai panāktu mūsu prioritātes un izveidot kopīgu vīziju nākamajiem 10-20 gadiem, mums visām institūcijām ir ļoti cieši jāsadarbojas. Šī sanitārā krīze ļoti skaudri pierādīja, ka sašķelšanās mūs padara vājākus. Tādēļ ir jābūt ļoti saliedātiem, lai kopīgiem spēkiem veidot mūsu nākotni. Paldies, ministres kundze! Tagad uzstāsies eh, Šūicas kundze komisijas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Iepriekš man bija iespēja runāt par Eiropas uh, nākotnē veltīto konferenci. Eh, tas notika 15. janvārī, un dažu mēnešu laikā situācija ir mainījusies ļoti tādā tālajošā veidā. Mēs nevaram izlikties, ka tas mūsu darbu neietekmēs, un gribētu pateikt, ka konference veltīta Eiropas nākotnē ir ļoti, ļoti svarīga. Tā ir ieguvusi jaunu nozīmīgumu. Mums ir jārunā par mūsu kopīgajām vērtībām un tiesībām. Eh, tās ir jāturpina ievērot, tikai tā mūsu sabiedrības varēs pēc iespējas labāk atkopties no šīs smagās krīzes. Mums ir jāturpina virzīties uz priekšu, ambiciozi un lolojot kopīgu vīziju. Es saprotu, ka man ir eh, jāmēģina uzrunāt jebkurš Eiropas pilsonis. Uh, Krīzes pārvaldība pierādīja, ka ir jābūt solidaritātei un ka kopīgi mēs varam kļūt stiprāki, kad esam pārvarējuši šo krīzi. Kā to pirms uh, kāda brīža teica šajā zālē Fonderlajens kundze. Uzskatu, ka mēs varam veidot gan labāku tagadni, gan nākotni tādu, ko vēlas mūsu pilsoņi. Lūdzu, ņemiet vērā gan tagadni, gan nākotni. Komisija ir sagatavojusi struktūrētu plānu, lai labāk izkļūtu no krīzes un ļautu atveseļoties mūsu tautsaimniecībām, balstoties uz zaļo pāreju, kā to pieprasīja Eiro padome. Nesen prezentētais Eh, vērienīgais budžets 1,85 triljonu eiro apmērā būs eh, ļoti liels atspaids lai varētu atvesaļot Eiropas ekonomiku. Mēs runājām par tādām iniciatīvām kā nākamā paudze ES, digitālā programma, un šis budžets būs eh, apvienots ar uh, budžeta līdzekļiem no 20. līdz 27. gadam, lai uh, šī izaugsme būtu godīga pilnīgi visiem, ņemot vērā arī tos, ko krīze skāra ļoti smagi. Un uh, jāsaka, ka šī konference par Eiropas nākotni ir ļoti svarīga un es ar nepacietību gaidu arī nākamo uh, kopīgo padomes un komisijas paziņojumu, lai varētu pieņemt nākamos lēmumus attiecībā uz šīs konferences organizēšanu. Mums ir jābūt drosmīgiem, jādomā par uh, mūsu pārliecību un jāsaprot, uh, kā uh, spēcināt mūsu reprezentatīvo demokrātiju, lai visi uh, justos patiešām iesaistīti. Godātie deputāti, es paļojos uz jums, lai, kopīgā, lai šis kopīgais paziņojums tiktu īstenots pēc iespējas ātrāk, jādomā par konferences Eh, galvenajiem priekšnosacījumiem un vīziju. Vakardien Kosāk sēdē dalību valstu parlamenti pateica, ka viņi grib būt partneri eh, šajā kopīgajā, šī kopīgā pienākuma paveikšanā. Mēs negribam šeit sev piesamināties kaut kādu papildus ietekmi. Nē, mēs vēlamies uzrunāt pēc iespējas plašāku pilsoņu eh, loku. Un ministru padomē ir jāvienojas par attiecīgām pilnvarām, lai varētu sagatavot kopīgo paziņojumu tādējādi uzsākot konferenci pēc iespējas ātrāk. Tādēļ es gribētu pateikt dažus vārdus par demokrātiju, un e, šo Eiropas nākotnē veltīto konferenci. Daudz cilvēki jūtas atstāti novārtā, nereti vainojot tajā visā arī demokrātiju. Tādēļ ir jādemonstrē, ka demokrātija ir ārkārtīgi būtiska. Kurš e, tagad būtu iedomājies, ka Covid-19 tik lielā mērā ietekmēs Eiropas Savienību visos līmeņos? Šī krīze eh, ļoti labi eh, pierāda, ka demokrātiskajām institūcijām un es kopumā ir izšķirīga svarīga loma. Mēs uzskatām, ka mēs nekad nevaram uh, pilsoņu uzticēšanos mums uzskatīt par pašsaprotamu. Pilsoņi arī grib tapt sadzirdēti, un mums ir jāieklausās viņu balsīs. Uh, Mums ir e, jāpalīdz pilsoniskai sabiedrībai, ir jāveido spēcīgākas demokrātiskās struktūras, izmantojot arī inovatīvus instrumentus, un viens no tiem būs arī šī konference. Gribēju jums arī atgādināt, kādēļ tad šī konference tiks uh, Eh, organizēta. Mēs domājam par pašreizējo paudzi, par nākamajām un kopīgiem spēkiem mēs varēsim arī labāk ieklausīties pilsoņos un viņiem arī labāk demonstrēt, ko mēs darām viņu labā. Lūdzu, būsim pietiekam drosmīgi un parūpēsimies par to, lai šī konferences vainagotos panākumiem. Paldies, un eh, tagad eh, uzstāsies nākamā runātājs Rančela kungs ETP vārdā. Priekšsēdētājs kundze, paldies padomēji, paldies komisārs kundzei. Es gribēju pateikties par jūsu vārdiem. Es gribēju pirmām kārtām atgādināt, ka ir ļoti labi uh, ka proeiropeiskās grupas varēja vienoties, lai konferencei tiktu tāds jauns grūdienis dots. Es domāju, ka tas bija viens no svarīgākajiem aspektiem, kas šeit būtu jāpiemina. Mēs šeit visi esam vienoti un mums ir patiešām tādi konkrēti priekšstati, kādai ir jāizskatās konferencei. Otrām kārtām Šķiet, padome tikai nu pat ir secinājusi, ka konference ir būtiskāka nekā pirms uh, sešiem mēnešiem. Jau toreiz konference mums likās ārkārtīgi būtisks pasākums, bet tagad tā ir ieguvusi pavisam jaunu nozīmi. Pandēmija ļoti skaidri izcēla tās problēmas, kas eh, pastāvēja arī pirms sanitārās krīzes. Mums ir uh, jāuzklausa pilsoņi, e, viņiem ir jābūt savam vārdam sakāmam, lai šīs problēmas varētu izskaust. Mums ir jānosprauž jauni mērķi un mums vajag arī risināt demokrātijas problēmas, jo tiesiskums ir apdraudēts. Pilsoņu iesaist arī ir ārkārtīgi svarīga. Konferences mērķi šobrīd ir iegūši pavisam jaunu svaru. Trešām kārtām mums jāapzinās, ka mēs esam um, deputāti tiešā veidā pilsoņi ievēlēti, un tādēļ mums ir jāveido dialogs ar pilsoņiem. Un es vēršos pie padomes, nu, izlemiet beidzot, ko darīt un kā to paveikt, dārgie draugi ar skaistiem vārdiem vien nebūs gana. Jā, ir skaistā, šie skaistie svētdienu sprediķi, bet ir beidzot jāķeras savērsim pie ragiem. Padoma ārkārtīgi vilcinās un pilsoņi to redz. Mēs nevaram uh, sūdzēties par trūkstošo demokrātiju, un tad uh, padomu vienkārši nekādi nereaģēja, nereaģēja uz konferences rīkošanu. Mums ir jāraida cits signāls, un padomē beidzot ir uh, jāņem savas pozīcijas. Paldies! Lielas paldies! Tālāk es un D grupas vārdā ir Āča Grasie Peres. Paldies priekšādātāji! Tie svarīgākie problēma jautājumi mūsu priekšā ir šī pandēmija, klimata pārmaiņas, globalizācija. Un jāsaka, neviena no šīm parādībām nepazīst robežu. Tas viss ir tāds jautājums, tie visi ir jautājumi, kas iet pāri robežām. Un tāpat laikā mums jāpārliecinās, ka spējam uz to rēģēt, neskatoties uz to visu. Mums jāspēj saulēcīgi un strauji pieņemt lēmumus. Ir vajadzīga absolūtā vairākuma sistēma balsošanā un nevis vienprātības sistēma. Vēl pirms Covid krīzes mēs jau vēlējāmies eh, veidot, organizēt šo konferenci par Eiropas nākotni šobrīd redzam, ka šī konference ir vēl nepieciešamāk nekā jebkad iepriekš. Covid-19 ir parādījis, ka Eiropas Savienībā ir zināmi un ļoti būtiski trūkumi. Piemēram, trūkst atsevišķi kompetenci tajā brīdī, kad runājam par veselības aprūpi, par robežu slēgšanu, un trūkst arī solidaritātes. Tas viss ir jālabo. Pastāv risks ka ja nepanāksim vienošanos starp Eiropas Savienību, piemēram, par atgūšanās plānu, tad tādā gadījumā Eiropas Savienība ieslīgs bezprecedenta finanšu un ekonomiskā krīzē, bet jāsaka, padome kavējas ar lēmumu pieņemšaniem. Komisija un parlaments ir gatavi uzsākt šo konferenci par Eiropas Savienības nākotni. Mm, beidzot, ir vajadzīgs lēmums arī no padomas. Mums vajadzā, vajadzīga robustāka Eiropas Savienība nākotnē. Mēs nevaram dzīvot šeit tādā Briseles burbulī. Mums ir jāatver šīs debatas, jādiskutē par visu mērķus, un šeit atbildība jāuzņems tieši padomē. Padomē ir ļoti jāapzinās, ka šīs pārmaiņas ir vajadzīgas, kāda problēma jautājuma ir mūsu priekšā, un mums ir vajadzīga spēcīgāka Eiropa mūsu pilsoņiem. Paldies! Tālāk Reņū grupas vārdā Gīs Ferhofštāts lūdzu. Mm, sveiki, kolēģi! Nu, iemesls šai rezolūcijai pavisam vienkārši. Tā nav rezolūcija, kas adresēta komisijai vai rezolūcija, kas šeit domāta mūsu kolēģiem parlamentā. Nē, tā ir rezolūcija, ko sagatavot tieši un konkrēti padomēji. Un es patiešām ceru, ka padome šoreiz varēs panākt vienošanos, tā lai mēs beidzot šo procesu varam uzsākt, nu, rīkot šo konferenci. Jo būsim godīgi, ar katru brīdi tas uh, kļūst ar vien grūtāk. Ik pa brīdim tas ir tāds jautājums, kas atkal parādās, tad atkal tiek kaut kur piemirsts, tad drīzāk gan drīz jau kļūst par tādu kā ilūziju, kā tādu fatamorgānu, un mēs nevaram to pieļaut. Nē, nē, tā ir nopietna padarīšana. Šī konference nav tikai kaut kāds viens maziņš, neliels instrumentiņš citu gūzmā, ko vēlas izmantot šeit Eiropas parlaments. Nē, šī konference ir būtiski nozīmīga. Šī konference ir izšķirīgi svarīga Eiropas Savienības nākotnē. Jo paskatīsimies patiesībai acīs, šī Covid krīze ļoti labi kārtējo reizi ilustrēja situāciju, un šī krīze mainīs pasauli. Mēs dzīvosim pasaulē, kas būs pavisam atšķirīga, pasaulē, kas manuprāt, nebūs vairs tik lielā mērā zem ASV dominējošās ietekmes, jo viņi šobrīd, kā mēs zinām, izstājas no dažādām starptautiskām organizācijām, bet šeit dominējošo lomu ieņems Ķīna, kas vēlas to darīt un kas jau faktiski ir kļuvusi par pasaules ekonomisku varu. Un viņa, protams, līdz ar to vēlēsies dominēt arī tālāk pasaulē. Un starp ASV un Ķīnu pa vidu pa būs šī Eiropas Savienība, nu, iesprūdus starp diviem milzu dzirnakmeņiem Bet ja mēs nevēlamies ies, būt iesprūduši šādā neveiksmīgā situācijā, ja mēs patiešām vēlamies, lai mūsu rokās būtu instrumenti, ar ko aizsargāt mūsu pilsoņu intereses, tad tādā gadījumā mums ir vajadzīga citādāka Eiropas Savienība. Šī pašreiz Eiropas Savienība neatbilst vajadzīgajiem uzdevumiem un neatbilst nākotnes vajadzībām. Mēs visi to zinām, padomi zina, komisija zina, parlaments to zina un pilnīgi noteikti to zina arī mūsu pilsoņi. Un tāpēc ir pienācis laiks beidzot sākt šo darbu jo mums nav īpaši daudz laika. Nu, varbūt jūs varētu to pateikt arī saviem kolēģiem padomē, godātā ministre. Nu, visas šīs krīzes, ko piedzīvojam, jau nebeigsies tāpat vien, un rītdien būs atkal kāda jauna krīze, ko vajadzēs risināt. Un tāpēc lūdzu jūs pieņemiet lēmumu, lai mēs varam nākt kopā ar, klajā ar kopēju deklarāciju visām trim iestādēm, un šī konference varētu aizsākties eh, septembrī. Paldies! Lielas paldies! Nākamā runātāja kolēģe Laporta no ID politiskās grupas. Godātie kolēģi! Eiropas komisija uzsāka pārdomu laiku par iepriekš Savie... iepriekšējā komisijas sastāvā, kur runāja par pilsoņu vēlmēm. Viņi tur runāja lūk par Romas līgumu, un sākotnēji viss šī doma likās ļoti cerīga, bet jāsaka, ka process norisinājās ļoti attālināta no pilsoņiem. Nu, tā viņš šķiet, ka viņi atkal domā, ka šī krīze ir veids, kā virzīties tālāk uz federālismu. Nu, lūk, Covid krīze, tiek slēgtas robežas Un notiek eh, šī virzība, darbs pie atgūšanās plāna, bet nedrīkstam eh, kļūdīties. Mums, lai zinātu, kur piet, mums jāzina, no kurienes esam nākuši. Eiropai vēsturiski ir cirstas zināmas eh, brūces, zināmas, ir zināmas rētas, globalizācija šo kontinentu ir mainījusi. Kont šis kontinents ir kļūst par tādu kā, nu, vienkārši nu, ceļa posmu no, viena, no, no vienas malas uz otru, un tāpēc mums jāraugās ir pagātne nākotnē, jā, jāmācās no pagātnes kļūdām. Iedzīvotāji vēlas atgūt suverenitāti, un mums viņus jāieklausās. Tālāk zaļo grupu vārdā, grupas vārdā Daniels Froins. Godātie Froda, kolēģi, man 90 sekundes piešķirtas uzstāties. Un tas ir tas pats laiks, ko, ko, kas bija vajadzīgs Eiropas uh, Savienības padomei, lai viņi nu, nāktu pie secinājumiem par iepriekšējās uh, uh, sabiedrības konsultācijas procesa secinājumiem. Nu, vai tad tas nav par maz? Uh, Nu, tagad, kad iepazīstos ar padomes mandāta projektu, tad man jāsaka, esmu vienkārši šokā. Divu gadu debašu un konferenču rezultāts būs tikai kārtējās tālējās diskusijas un turklāt aiz slēgtām durvīm. Nu kā tad to lai izskaidro pilsoņiem, kā viņiem pateikt, ka mēs noturam debatas par Eiropas Savienības nākotni, bet tepat laikā nevēlamies īsti tomēr neko mainīt. Vēlamies izslēgt šo iespēju, piemēram, grozīt līgumus vēl pirms debatas ir aizsākušās. Es domāju, tas ir vienkārši absurdi. Šobrīd esam tādā situācijā, kad jau otro reizi šajos desmit gados mēs piedzīvojam briesmīgu ekonomikas krīzi. Miljoniem eiropiešu šobrīd zaudē darba vietu, tas īpaši smagi skar jauniešus. Daudzi no viņiem faktiski tikko pat tikai sāk atgūties no iepriekšējās krīzes. Un nu rodas jautājums, vai mēs tiešām varam atļauties pazaudēt vēl desmit gadus, jeb tomēr beidzot sāksim risināt šos struktūrālos trūkumus, kas piemīta Eiropas Savienībai, un pārliecināsimies, ka varam izkļūt no šīs krīzes ātrāk nekā no iepriekšējās. Un tāpēc gribu mude, es dzirdu šeit no padomas, ka viņi faktiski jau šo konferences jautājumu sāk uzskatīt par tādu standartu anegdotītu, kas tiek laiku pa laikam atstāstīta. Bet es jums varu pateikt vienu. Pilsoņu iesaistīšana šai procesā nav nekāds joks un anegdote. Nepieciešamība šo krīzi atrisināt nav nekāds joks un anegdote. Un arī nepieciešamība gūt spēku no visa notiekošā nav nekāda smiekla lieta. Tāpēc sāksim strādāt pie Eiropas Savienības nākotnes jau šobrīd, jo es domāju, tas ir pēdējais brīdis. Paldies! Tālāk EKR grupas vārdā Krasnodebska kungs, lūdzu. Lielas paldies! Paldies priekšādātāji! Mana politiskā partija arī uzskata, ka ir nepieciešams dziļas un pamatīgas Eiropas Savienības reformas, it īpaši ņemot vērā pašreizējos pandēmijas apstākļus. Galu galā mēs ļoti labi redzējām, cik nepiemērota un rīcība nespējīga ir Eiropas Savienība tajā brīdī, kad, lūk, piemēram, tiek apdraudētas dzīvības pilsoņu dzīvības, un mēs visi patiešām ar nepacietību gaidām iespēju organizēt šādu konferenci par Eiropas Savienības nākotni, ja tas būs tāds, tāds pasākums, kas būs atvērts visiem, kas uzklausīs viedokļus, uzklausīs pilsoņus, tā lai beigu beigās mēs varētu spēcināt šo kopējo federalistisko Eiropu. Mēs domājam, ka Eiropas Savienībai ir jābūt suverēnu valstu aliansei, un tāpēc mums, es domāju, ka mums jāizturas ļoti realistiski arī pret uh, iedzīvotājiem, iedzīvotāju vēlmēm un pret to, kāda varētu Eiropas Savienības nākotne izskatīties. Mums vienlaikus ir jāuzlabo un jāspēcina arī garīgās vērtības. Ja nu kaut ko mēs varam mācīties no šī 20. gadsimta vēstures, tad tas ir par to, cik ārkārtīgi bīstam ir visas šīs totalitārisma idejas un kā tās maina sabiedrību. Mums ir jābūt vienotiem daudzveidībā. Jā, jūs mums atgādinājāt par šo lomu, bet jāsaka, ka realitātē Eiropas Savienībā mums ar vien vairāk notiek tāda harmonizācija, tāda vienādošana. Uh, Un atsevišķām eh, nācijām šķiet, ka tām vairs netiek dotas iespēja neko lemt pašām šai Eiropas Savienībā. Un līdz ar to viņi kļūst par preteiropiskiem pilsoņiem. Tādā veidā Eiropa uzgriež muguru savām tradīcijām. Tāpēc padarīsim Eiropu par atbilstīgu Eiropas un par savi, Eiropu un par Savienību. Paldies! Nākamais runātājs Šolts kungs goja grupas vārdā. Priekšādātājs pievienojos iepriekšējiem runātājiem kas visi teica, jā, mums tiešām ir vajadzīga padomas nostāja attiecībā uz šo nākotnes konferenci. Ir pagājuši astoņi mēneši kopš eh, komisijas priekšsādātāja Eiropas cilvēkiem priekšā lika šo konferenci apsolīto, un Eiropas parlaments tūlīt pat arī izteicās ļoti atbalstoši, sāka darbu pie tā, kā šī konferences varētu noritēt. Un Daudz jautājumu par institucionālo organizāciju un cita veida eh, jautājumiem, protams, vēl nav noskaidrot, un faktiski laika nav daudz, mums ir ļoti strauji pie tā jāstrādā. Un jo mēs nedrīkstam kā iestādes padarīt sevi smieklīgs, mēs nedrīkstam apdraudēt šo ticību, satricināt šo ticību demokrātijai. Valdības, valdīšanas sistēma Eiropas Savienībā, protams, ir ar daudziem trūkumiem. Pēdējie pārdesmit gadi to ir ļoti labi pierādījuši. Visa šī eiro krīze, migrācijas krīze, tiesiskuma um, kļūmes, um, nu, pēc tam, protams, arī pēc Brexit šīs turpmākās krīzes um, nebeigsies, tās turpināsies. Nu, un pilnīgi noteikti mēs, protams, esam ar dažādiem viedokļiem par daudzām lietām, par daudzgadu finanšu plānu, par ECB, par Covid-19 pandēmijas apkarošanas iespējām. Un gan šīs vecās, gan nākamās nākamās gaidāmās krīzes, jāsaka, nu, tikai vēl pastiprina šī institucionālā rīcība nespēju, un to mēs nedrīkstam pieļaut. Mēs esam pilsoņiem parādā iespēju efektīvi rīkoties, leģitīmi pieņemt lēmumus. Un tieši tāpēc es domāju, ka mums ir vajadzīgs šis pārdomu process, tāpēc mums ir vajadzīga šī konference, šīs konsultācijas ar pilsoņiem konferences ietvaros, lai nebūtu kārtējo tā reizi tā, ka mēs tikai veidojam kādu koncentrētu kontrolas mehānismu, bet lai mēs ņemtu vērā patiešām iedzīvotāju viedokļus. Un tāpēc, godātā padome, nu beidzot ķerieties pie darba, pieņemiet lēmumu, lai mēs tiešām varam šo konferenci organizēt. Un mums ir vajadzīga tā ārkārtīgi steidzamā kārtā. Paldies! Nākamais runātājs uz vienu minūti - deputāts Kastaldo. Lūdzu! Paldies priekšādātāja komisārs kundze, godātie kolēģi! Šī sociāla ekonomikas krīze, ko izraisījis Covid-19, ir padarījusi situāciju ārkārtīgi skaidru. Mums ir nepieciešams pilsoņus pietuvināt Eiropas Savienības iestādēm. Nesens pētījums, ko pasūtīja Eiropas parlaments, to ļoti skaidri parādīja. Piemēram, čet, sakot, ka 47% es iedzīvotāji nav apmierināti ar to solidaritāti, kas tiek izrādīts starp dalībvalstīm šobrīd. Kolēģi, ir pienācis laiks rīkoties, ir pienācis laiks pār šīs problēmas, šīs grūtības pārvērst spriest par jaunām iespējām. Mums ir jātiek pāri šādiem veidu šķēršļiem, kā piemēram šim vienprātības eh, noteikumam. Mums ir jāpāriet uz, uz kval, kvalificētā vairākuma balsojumu. Mums ir jānodrošina tāda solidaritāte, ko, uz ko mūs aicina pilsoņi. Tas tiešām ir būtisks un liels solis uz priekšu, un tas mums ir jāspēr. Un, nu, ja vajag, nepiecie, un ja tas rad, izrādīsies nepieciešams, jāmaina arī, jāgroza arī līgums. Parlaments ir gatavs spēlēt savu lomu šai kopējā ļoti sarežģītajā procesā. Mums ir idejas par šo projektu, mums ir priekšlikumu, un mēs vēlamies teikt padomēm, mostieties taču beidzot, ne, nepalaidiet garām šo iespēju, mēs nedrīkstam to darīt. Liels paldies! Nākamā runātāja Danuta Hubner uz vienu mūtu. Paldies, godātie kolēģi! Man jāpiekrīt jums visiem tajā, ka patiešām uh, esam bijuši jau iesaistījuši visā šai konferences plānošanas procesā tik ilgi, ka vairs pat īsti netic, ka kaut kas tāds būs iespējams. Mēs, kā Eiropas parlamenta deputāti, esam ar pienākumu un e, izrādīt drosmi aizstāvot pilsoņus. Pilsoņi mūs ir ielo, ie, ievēlējuši, un mēs arī paši esam Eiropas Savienības pilsoņi. Mēs šobrīd redzam, ka pilsoņi visā Eiropas Savienībā patiešām viņiem visiem rūp Eiropas Savienība un Eiropas labklājība. Pandēmijas situācija ir labi parādījusi arī to, kāda veida plaisa pastāv starp to, ko pilsoņi no mums gaida un ko Eiropas Savienība ir varējusi darīt viņu labā. Ir tādas vietas šajā rīcības spējā, ko pilnīgi noteikti vajadzīgs uzlabot, un šajā gadījumā šo rīcības spējas trūkumu savā labā izmanto visi eiroskeptiķi nenoliedzami. Šī konference pilnīgi noteikti piedāvātu izcilu pavērsienu, lielisku iespēju veidot leģitīmāku Eiropas Savienību un padarīt to arī efektīvāku. Visbeidzot, gribētu teikt, ka būtu tiešām skumji, ja šī konference nes, neļautu mums spērt to tālāko soli uz drošāku, pamatīgāko Eiropas Savienību, ko no mums gaida pilsoņi. Nu, jo mums ir jābūt gataviem rēģēt uz globālajām pārmaiņām. Kā pilsoņi man, man ir teikuši, pie mūsu krastiem ir piestājis vēsturisks kuģis, un mēs nedrīkstam tajā neiekāpt. Lielas paldies! Nākamais runātājs deputāts Ruijs Tevēsa uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Mūsu priekšā ir iespējas un arī pienākums padarīt Eiropu demokrātiskāku, pārskatāmāku, pietuvinātāku pilsoņiem. Pirms 20 gadiem, un Gijs Verhofstāds to labi atcerēsies, eh, nācām klajā ar Lākenes deklarāciju. Tā bija pēdējā oficiālā deklarācija attiecībā uz Eiropas Savienības nākotni. Kolēģi jau minēja visus tos problēmu jautājumus, ar ko šobrīd sastopamies, ir tīpaši šo pēdējo nopietno Covid krīzi. Bet tajā, kad klausījos komisijām, Un tad dzirdēju izpratni, un arī parlaments 80% apmērā atbalstīja visu šo uh, procesu. Pat tāds deputāts kā Kastaldokungs, kas ir nepiedara ne pie vienas politiskās grupas, to atbalstīja. Tad ko gaida padome? Ko viņi gaida tik ilgu laiku? Nu, protams, ka viņi tā jau mēdz darīt, ka rīkojas ļoti lēnām un, tā teikt, velk kājas un nevirzās uz priekšu, bet tas ir jāizbeidz. Tiešām septembrī šo konferenci vajag sākt tieši kā Hibners kundze teica, mēs nedrīkstam nevienu atstāt novārtā. Procesā jāiesaista pilnīgi viss un jādomā arī par iespējiem grozījumiem. Nākamais runātājs Beka kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Strasbūrā tika runāts par Zigmundu Freidu un bēgšanu no slimības. Diemžēl slimība ir apturējusi atpūtu. Koronavīrus ir radījis krīzi. Politiķi nezin, ko darīt, bet uh, visi zina, eh, ka ir kaut kas jādara. Eiropas Savienībai ir efektīvi un demokrātiski jābūt tuvu iedzīvotājiem. Nevis sašķelt Eiropu, bet struktūrēt, saturēt to kopā atbalstīt nevalstiskās organizācijas, kas ir par Eiropas Savienību. Un parādu palielināšana novedīs pie pretējā rezultāta. Eiropas Savienības problēma ir tā, ka tai kādreiz beigsies Vācijas nauda. Uz Freida dīvāna ir jāsēžas Eiropai un Vācijai. Tālāk Maginas skundze vienu minūti. Paldies, priekšsarētāji. Noņemšu masku un vēlos atbildēt Beka kungam. Viņš laikam nav iepazinies ar informāciju. Šis nav dialogs ar iedzīvotājiem, bet gan iedzīvotāju dialogs. Šis parlaments ir skaidri pateicis padomēji un ir vīlies tajā, ka pa, padome nespēja pieņemt lēmumu, jo mēs vēlamies dialogu ar iedzīvotājiem ne jau šodienai, bet nākotnē. Neviens no mums nespēja prognozēt, kāda būs šī pandēmija, bet paskatieties, kāda ir ietekme uz iedzīvotājiem. Kāpēc mēs nevaram atklāti par to diskutēt? Un vārdi, ko padome izmantoja, cik drīz vien iespējams. Man tas nozīmē tūlīt pat tagad, nevis pēc gada, bet tūlīt. Lūdzu, uzklausiet kolektīvi Eiropas parlamenta steidzinājumu. Sākt sarunas ar parlamentu, ar nacionālajiem parlamentiem, ar iedzīvotājiem un radīt labāku Eiropu. Nav runas par vairāk Eiropas, bet gan par labāku Eiropu. Paldies! Paldies, Bišovs kundze, tālāk vienu minūti. Paldies, priekšsarētāji! Mums šeit ir parlaments, kas brīnās, ka viena vienīga iestāde Eiropas Savienībā nespēja spērt pirmo soli Eiropas nākotnes virzienā. Un mēs pat nerunājam par līgumu grozīšanu. Šeit neiet runa par sarežģītu mandātu, bet gan vienošanās par mandātu, lai uzsāktu sarunas par šādas nākotnes veidošanu. Un tāpēc esam sastādījuši šo rezolūciju, lai aicinātu un atgādinātu, kā tas var būt. No janvāra seši mēneši līdz jūnijam vienkāršs mandāts un par to nespēja vienoties. Tā vietā visi aiziet aizsardzības pozīcijās un nespēja pat pirmo soli spērt. Un ja mēs to nespējam, un respektīvi padome to nespēja, tad mēs esam visi līdzvainīgi, un tad mēs nespēsim stabilizēt Eiropu. Un tāpēc mēs sakam vēlreiz, jūs jau dzirdējāt, kā tas var būt, ka nespējam spēt šo pirmo sodi, soli. Un tāpēc aicinu nākamo Vācijas prezidentūru beidzot to izdarīt. Paldies! Kofod kungs, vienu minūtu. Konference par Eiropas nākotni Tas ir veids, kā slavināt Eiropu, Eiropas Savienību. Tai vajag vairāk naudu, protams. Es jau sāku pierast pie tā šeit, Eiropas parlamentā. Es biju skeptisks jau iepriekš pret Eiropas Savienību, tagad esmu pilnīgi pret. Dānijai ir jāizstājas no Eiropas Savienības. Mums nav jāturpina visādas labklājības maksājums veikt. Tagad mēs maksāsim milzīgas summas par Eiropas birokrātiju. Uh, Es nevēlos šīs atvērtās robežas un nevēlos, lai Eiropas Savienība sagrauj mūsu darba tirgu, mūsu sociālo politiku. Es vēlos, lai kontrole atgrieztos Dānijas rokā. Es vēlos atpakaļ iepriekšējo Dāniju. Šo sistēmu nedrīkst glābt Šī sistēma ir nolemta vēstures mēslainēji, tāpēc Dānija ir jāizstājas no Eiropas Savienības. Un paldies, un tagad vārds eh, komisijas vicepriekšsēdētāji Šuicis kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Paldies par šo iespēju diskutēt ar jums par konferenci par Eiropas nākotni. Jūsu sniegtā informācija mūsu darbā ir ļoti nozīmīga. Es atzinīgi vērtēju to, ko dzirdēju, to, ko jūs sacījāt, jūsu vēlmi panākt, ka šī konference notiek. Paldies jums par to! Atgādināšu, ka komisijas paziņojums par konferenci tika pieņemts 27. janvārī šogad. Eiropa turpināja septīto secīgo izaugsmas gadu. Šodien miljoniem iedzīvotāji lēnām iziet no ierobežojuma režīma un saskaras ar recesiju. Perspektīva ir radikāli mainījusies. Tomēr mūsu vēlme strādāt ar iedzīvotājiem un nodrošināt, ka viņu balsis tiek sadzirdēts, nav mainījusies. Vēlos paust būtisku ziņu šodien. Konference par Eiropas nākotni joprojām ir svarīga. Es pat teiktu, ka tieši pandēmijas dēļ šobrīd ir vēl svarīgāk nekā agrāk panākt to, ka Eiropas iedzīvotājiem ir lielāka teikšana par to, ko Eiropa dara un kā tā to dara. Ja varēsim atbildēt uz šiem sarežģītajiem jautājumiem, mēs varēsim izglābt dzīvības. Šai konferencei ir jābūt atvērtai, iekļaujošai un struktūrētām debatēm tur jānotiek. Komisijas paziņojumā joprojām ir spēkā šis princips, ļaujot iedzīvotājiem koncentrēties uz to, kas viņiem šķiet svarīgākais - komisijas politiskās prioritātes un Eiropas Savienības padomas eh, strateģiskais ietvers jau ir iepriekš palīdzējis organizēt daudz diskusiju ar iedzīvotājiem, un esmu pārliecināta, ka Eiropas Savienības reakcija uz publiskās sabiedriskās veselības krīzi ir radījis lielāko iedzīvotāju iesaistīšanos. Mums ir jāuzsāk šī konference par Eiropas nākotni, cik drīz vien iespējams, un kā Maginis skundze norādīja, tas nozīmē tūlīt, Un tikko padomu būs pieņēmusi attiecīgo mandātu, mēs varēsim vienoties par kopīgu deklarāciju. Un, ja tas izdosies, eh, pēc tā varēsim mērīt, cik sekmīgi esam strādājuši. Es biju pirms eh, pandēmijas plānojis apmeklēt visas dalību valstis, paspēju tikai desmit apmeklēt. Es koncentrējos uz nacionālajiem un reģionālajiem piemēriem tam, kā iedzīvotāji tiek struktūrāli iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesos. Jo ar šo atgriezenisko saiti būs ļoti svarīgi strādāt arī konferences par Eiropas nākotni kontekstā. Un tur ir tā lielā atšķirība no iepriekšējām konsultācijām. Mums ir jānodrošina, ka idejas, kas izskan vietējās diskusijās, var tikt apspriest arī Eiropas līmenī. Tā kā godātie deputāti šodien arī norādīja, arī es uzstāju, ka šī konference ir jābūt tāda, kas reprezentatīvi pārstāv visdažādāko geogrāfisko situāciju, sabiedrisko jāpā, jābūt pārstāvētām arī minoritātēm, tātad pilnīgai daudzveidībai, kas atspoguļot Eiropā. Kā esmu sacījusi jau iepriekš, es uzskatu, ka mēs e, nedrīkstam iepriekš noteikt, kādam ir jābūt iznākumam šai konferencē. To es sacīju jau sen. Nedrīkstam arī ierobežot, kādi temati drīkst vai nedrīkst tikt apspriesti. Šis ir svarīgs brīdis. Mums ir potenciāls uh, izveidot eh, pamatus jaunai politikai, jaunai dinamikai attiecībā uz pārstāvnisko politiku, un to mēs varam eh, izdarīt eh, tikai kopā. Mums ir jāveido saiknes starp politikas veidošanu Eiropā un pieaugošu iedzīvotāju uzticēšanos un leģitimitāti padarīsim šo konferenci par Eiropas nākotni tiešām par veiksmu stāstu mūsu iedzīvotājiem. Paldies un ar nepacietību gaidu, kad padome varēs vienoties par kopīgo deklarāciju un tad varēsim sākt. Es ceru, ka septembris tad būs tas labākais brīdis, kad to visu sākt. Paldies! Paldies, vicepriekšsēdētājs kundze. Un tagad vārds ministras kundzei. Paldies, godātie deputāti. Noslēgumā vēlos pateikties jums par nodarīgajām debatēm, rūpīgi uzklausījusi viedokļus un pierakstīju svarīgāko. Prezidentūra ir apņēmusies padomē rast kopsaucēju, konference ir svarīga mums visiem. Personīgi es tiešām ļoti nožēloju, ka neesam Dubrovnikos eh, savas prezidentūras ietvaros spējuši panākt šo vienošanos. Līdz pandēmijas sākumam mēs darījām visu iespējamo, lai panāktu vienošanos eh, padomē par mandātu. To mēs turpinām darīt arī šobrīd. Varu jums apliecināt, ka mēs turpināsim strādāt šai virzienā ar pilnu jaudu. Konference ir jauns projekts, un dažas iesaistītās puses ir ļoti ambiciozas. Tiek sagaidīts, ka dalību valstis eh, pieejas šai idejai ar atšķirīgu pieeju, atšķirīgu prioritāšu līmeni. Mēs meklējam kopsaucēju, vienprātību. Prezidentūrai šīs ir emocionāls un debats. Eh, arī pēdējā reize, kad es uzstājos prezidentūras eh, vārdā, tāpēc runāšu dzimtajā horvātu valodā. kakav nije viđen od osnivanja Europske unije Šīs padomas laikā mēs sastapāmies ar um, tādu problēmu, ar kādu nebija sastapusies Eiropas Savienība vispār visā savas pagātnes gaitā. Tāpēc priecājos, ka mēs kā prezidentūra varējām rīkoties pietiekami strauji un uh, patiešām arī ceru, ka mūsu kolēģi tālāk padomē izmantos šo turpināšanās iespēju un, tu, un turpinās pieņemt efektīvus lēmumus. Es Tiešām vēlos no sirds teikt paldies lielu visiem deputātiem un deputātēm šeit Eiropas parlamentā, kas turpināja darbu cieši sadarbojoties ar mūsu uh, prezidentūru, ar komisiju pat vīrusu krīzes grūtākajā brīdī, un ka arī tagad jūs esat gatavi uzlabot eh, darbību, censties darīt visu, lai palīdzētu ekonomikai, eh, tautsēmniecībai un kopīgiem spēkiem turpināsim darbu pie atjaunošanās plāna. Lielas paldies par jūsu entuziasmu, paldies par atbalstu Horvātijas prezidentūras programmai. Jūsu sadarbība tiešām bija vienkārši nenovērtējama, fantastiska. Tāpēc patiešām vēlos teikt vissirsnīgāko paldies jums visiem un e, ceru, ka šī sadarbība turpināsies un ceru, ka arī varēsim rast vienošanos par šo konferenci attiecībā uz Eiropas nākotni. Jo veselīga, pārliecināta, droša Eiropas Savienība ir tā, kas ir mūsu galvenā un svarīgākā prioritāte e, vēlos, vēlu jums veiksmi arī darb, turpmākajā darbā. Un gribu teikt, ka tas man bija tiešām ārkārtīgi liels gods pārstāvēt prezidentūru šeit, parlamentā, jūsu priekšā. Paldies! Paldies ministrs kundzei par šo darbu pēdējos sešos mēnešos. Esmu pārliecināts, ka tas nebija viegli, bet vēlos pateikt par labo sadarbību. Ar to noslēdzam diskusijas par šo punktu. Balsošana paredzēta rīt priekšpusdienā. Īs paziņojums. Vēlos informēt, ka pirmās balsošanas e, rezultāti tiks paziņoti pulksten 20. nevis 20.15. Nākamais punkts darba kārtībā - padomas un komisijas paziņojumi. Eiropas strateģisko nozaru aizsardzība pret ārvalstu uzņēmumu īstenot pārņemšanu laikā pēc Covid pandēmijas. Arī šeit nav paredzēta zilās kartītes izmantošana vai brīvais mikrofons. Pagaidīsim mirkli, kamēr tiek veikta dezinfekcija. Un tad, kad visi ir atkal ieņēmuši vietas, došu vēlreiz vārdu ministrs kundzei. Thank you again, President Honorable Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. 26. martā padomē, maijā padomē tika teikts, ka Covid ir patiešām milzīgs izaicinājums, ir jārīkojas nekavējoties Eiropas Savienības nacionālajā un reģionālajā līmenī. Ir jādara viss, lai varētu pasargāt mūsu pilsoņus, tajā pašā laikā saglabājot Eiropas Savienības vērtības un dzīvesveidu. Uh, Padomē tāpat tika augsti vērtētas komisijas vadlīnijas par tiešo uh, ārvalstu investīciju mm, kontroli, izmantojot uh, arī modernās tehnoloģijas, lai varētu izvairīties no tādām investīcijām, kas varētu nodarīt kaitējumu ES ekonomikai un politikai. Mums ir jāsaglabā savu strateģiskā autonomija gan krīzes laikā, gan pēc tam. Eiropas Savienība nevarēs izkļūt no krīzes um, vienkārši uzgriežot muguru starptautiskām investīcijām un tirdzniecībai. Ir eh, daudzi uzņēmumi, kas ir iesaistīti globālajā piegādes ķēdē un ņemot vērā starptautisko tirzniecību un investīcijas, daudzi Eiropas uzņēmumi ir guvuši labklājību. Un, protams, ka tas turpinās būt ļoti svarīgs atspējas mūsu ekonomiskajai uh, atgūšanās programmai. Mums ir jāparūpējas, lai preču un pakalpojumu piegāde nepārtrūkst, lai mēs labāk būtu sagatavoti iespējamai nākamai krīzei. Eiropas Savienībai ir jābūt ļoti vērīgai, garantējot eh, pirmās nepieciešamības preču nodriešināšanu un izvērtējot eh, tās investīcijas, eh, kas varētu būt riskantas vai pārāk agresīvas. Daudzas, eh, daudz Eiropas uzņēmumi eh, to akciju kursa biržā kritās krīzes laikā un bija uzņēmumi, kam eh, tika sniegts valsts atbalsts, bet daudzi tādu nesaņēma. Tādēļ ir ļoti uzmanīgi jāizvērtē šīs tiešās ārvalstu investīcijas un ir jābūt atbilstošiem aizsardzības mehānismiem. Ja uh, ir, piemēram, vēlme uh, sasniegt kādus 100, piemēram, ne par 100% legālus mērķus. Mums ir jāaizsargā savus svarīgākās ekonomikas nozars. Mums jādomā par strateģiski svarīgiem ekonomikas sektoriem, eh, vērtību ķēdi un arī mūsu ekonomikas eh, un uzņēmumu aizsardzību no eh, ārvalstu pārņemšanas. Martā tika sagatavota atbilstoša stratēģija un komisija paziņoja, ka ir gatava uzlabot Eiropas Savienības digitālo infrastruktūru, lai būtu būtu labāka sinerģija starp kosmosa un aizsardzības nozarēm, lai būtu arī labāka piekļuve izaivielām. Tie ir tikai daži piemēri. Pagājuši piekdien, 12. jūnijā, videokonferencē vienotā tirgus ministri uh, apspriedās par komisijas paziņojumu un uh, 27. maijā prezentēto atbalsta plānu tiek runāts par Eiropas Savienības uh, noturīgumu, arī tādu ekonomisko noturīgumu, ņemot vērā arī tādas atvērtas ekonomikas priekšrocības. Ministra augstu vērtēja jauno strateģisko investīciju instrumentu, kas uh, ir um, izveidots investīju paspārnē. Pirmām kārtām atbalstot tādas nozaras, kas ir virzītas uz šo zaļo un dekarbonizēto attīstību. Ir, protams, labāk jākontrolē šie, tie, šīs tiešās ārvalstu investīcijas, lai mēs labāk varētu aizsargāt savu kritisko infrastruktūru un tehnoloģijas, jo šīs tiešās investīcijas varētu um, eventuāli apdraudēt mūsu drošību. Mums ir jādomā arī eh, par to turpmāk, un jau iepriekšējā sasaukumā trim institūcijām šis regulējums bija prioritārs. Šis regulējums tika pieņemts eh, ļoti ātri, bez problēmām, un mūsu kopīgo pūliņu rezultātā mēs arī labāk varam cīnīties ar mūsu ar gaidāmajiem izaicinājumiem. Thank you Aizvien lielākā dalībvalsts skaitā tiek ieviest šis skrīninga kontrols mehānisms un uh, daudzas arī izveido kontaktpunktus. Informācijas apmaiņa starp dalību valstīm par iespējamām ārzemju pārņemšanām um, ir eh, notikusi regulāri. Eh, komisija vērtē šos eh, investīciju mehānismus, ekspertu grupas par to apspriežas un gaidāmajā baltajā grāmatā par ārvalstu subsīdijām tiks runāts arī par trešo valstu subsīdijām, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt vienoto tirgu un to pat deformēt. Un piemēri ilustrē, eh, kā mums eh, ir jārīkojas, lai uzlabotu Uh, spēles noteikums mūsu pašu uzņēmumiem. Ir jāievieš pasākumi, lai aizsargātu strateģiskos aktīvus, lai varētu sasniegt politikas nosprostos mērķus sabiedrības interesēs. Paldies! Paldies, ministres kundze! Es lūgtu tos deputātus, kas vēlas tagad runāt pa telefonu, iziet no zāles. Ja uh, kāds runā pa telefonu, tad tas rada milzīgu troksni un kolēģi nevar uzstāt uzstāties. Tagad Veistāgers kundzei vārds um, komisijas uh, priekšsēdētāja vietniecei. Jā, priekšsēdētāja, paldies, jums ir pilnīgi taisnība par to, ka šīs uh, telefona sarunas ir traucējošas. Es gribēju teikt, ka šīs debates patiešām notiek īstajā brīdī. Mums ir jāizvairās no šādām uh, uzņēmumu pārņemšanām, ko veids ārvalstu kompānijas, un šajā ģeopolitiskajā kontekstā tas uh, kļūst aizvien sarežģītāk. Protams, mēs vēlamies tirdzniecību, investīcijas. Un uh, tagad pasaules kārtība ir apgriezta kājām gaisā. Tika sagatavot baltā grāmata, lai uzsāktu uh, publiskas konsultācijas, lai varētu garantēt, ka ārvalstu subsīdijas nedeformē vienoto tirgu Eiropas Savienībā. Tagad, pamazām atgūstoties no vīrusa nodarītā kaitējuma, mums vienotais tirgus ir kļuvis vērtīgāks nekā jebkad līdz šim. Ārvalstu investīcijas, protams, ir svarīgi instrumenti, kā radīt jaunas darba vietas un attīstīt jaunas industrijas, bet ārvalstu subsīdijas tiek piešķirtas. Uh, ņemot vērā, protams, arī šo ārvalstu intereses, un tas var ietekmēt nelabvēlīgu situāciju Eiropas Savienībā. Ja, piemēram, ar ārvalstu subsīdijām tiek nopirkti Eiropas uzņēmumi, tad ārvalstu uh, uzņēmumi var, piemēram, uh, konkursos uzvarēt un izkonkurēt vietējos uzņēmumus un tādā veidā pat piekļūt ES budžetam. Mēs Baltajā grāmatā esam izstrādājuši trīs um, taktikas, kā ar to visu tikt galā. Pirmām kārtām izveidojot tirgus kontrolas instrumentu, lai apzinātu, kur šādas ārvalstu subsīdijas varētu nodarīt kaitējumu. Informā, notiks informācijas apmaiņas starp dalību valstīm un komisiju, un ja pastāvēs reāls šāds deformāciju risks, tad šie uzņēmumi nevarēs uh, uzsākt savas ekonomiskās aktivitātes Eiropas Savienībā. Mēs to nosaucām par Eiropas Savienības interešu testu. Šis otrais modulis ir veltīts um, tieši uzņēmumu iegādēji Eiropas Savienībā. Eiropas komisija vēlas situāciju ļoti rūpīgi monitorēt, un uzņēmumu nevarēs iegādāties, ja kontrole nebūs noslēgta. Tādā veidā mēs varam labāk aizsargāt mūsu ekonomiku. Trešajā modulī tiek runāts arī par valsts iepirkumu un konkursu procedūru, izveidojot mērķi mehānismu, kad eh, konkursa dalībniekiem ir jāinformē par saviem nodomiem un par savu kapitālu. Ja, piemēram, ir eh, ārvalstu subsīdiju risks, tad ir jāsaprot, kā rīkoties. Un, eh, ja kāds nerīkosies godīgi, tad viņš nevarēs piedalīties konkursa procedūrā. Ir jāsaprot, kā var piekļūt ES budžeta līdzekļiem, izmantojot ārvalstu subsīdijas. Uh, ja, piemēram, Eiropas Savienība tiešā veidā īsteno šīs prasības. Protams, tas viss ir ļoti sarežģīti. Mēs sākam publiskas eh, konsultācijas. Uh, Eh, kas eh, notiks 13 nedēļas, sākot ar 23. septembri. Mēs vēlamies izvairīties no jau kādas ļaunprātīgas izmantošanas, un mēs gribam, protams, arī uzklausīt um, jūsu domas, un tagad došu vārdu Filam Hogana kungam. Lūdzu, Hogana kungs, jums vārds paldies, eh, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Kā teica Vestāgars kundze, Jā, debates eh, parlamentā notiek īstajā brīdī tieši jūsu eh, ilustrēto iemeslu dēļ. Mēs eh, piedzīvojam tādu globālo veselības sanitāro krīzi, kas ietekmē gan mūsu tautsaimniecību, gan arī uh, mūsu ikdienas dzīvi. Covid-19 ļoti skaudri ilustrē arī mūsu sabiedrībā pastāvošos trūkumus. Mēs visi piekrītam, ka ir nepieciešams investīcijas, lai mūsu ekonomika varētu atgūties. Tiešās ārvalstu investīcijas varēs arī aizpildīt uh, tos caurumus, kas pastāv pašmāju finansējumā, runājot piemēram par zaļo kursu un arī digitālo laikmetu. Mums ir jāinvestē izpētē, attīstībā, digitālajā uh, ekonomikā un Vācijā, Francijā, Spānijā esam redzējuši, ka jau ir šādas ārvalstu investīcijas, tāpat Zviedrijā, arī uh, Austrijā, Īrijā un Beļģijā. Uh, Ārvalstu investīcijas nedrīkst notikt uh, upurējot uh, uz ekonomikas altāra mūsu iekšējo drošību. Tādēļ skrīninga regulējums būs ārkārtīgi būs, būtisks un it sevišķi liela nozīme tas iegūs, ja varētu tikt apdraudēta mūsu ekonomika drošība un sabiedrības veselība. Marta beigās, kā teica Brņāčas kundze, mēs sagatavojam īpašas vadlīnijas, kā labāk aizsargāt Eiropas stratēģiju stratēģiskos aktīvus. Un 2020. gada oktobrī eh, stāsies jau spēkā pirmais kontrols mehānisms. Protams, dalība valsts ir atkarīga arī atkarīgs viena no otras vienotajā tirgū un ārvalstu investīcijas eh, varētu eh, gan teorētiski, gan arī praktiski ietekmēt mūsu iekšējo drošību. Mums šīs investīcijas, protams, ir jāizmanto savā labā. Mēs nevaram no tām pilnībā atteikties, bet ja pastāv reāls drošības risks, tad, protams, viss ir ļoti rūpīgi jāizkontrolē un nevar pieļaut šādas pārņemšanas un investīcijas. Ja trešo valstu subsīdijas uh, deformēs vienoto tirgu, tad tās mēs nevarēsim pieļaut. Un jāsaka, ka tātad ārvalstu uzņēmumi varētu tā teikt izgriezt pogas vietējiem Eiropas uzņēmumiem, pateicoties uh, savām finansēm, un, protams, mēs to nevaram pieļaut. Tādēļ septembrī sāksies ļoti svarīgas. Um, uh, Eh, publiskās konsultācijas, lai šādas ārvalstu subsīdijas nenodarītu kaitējumu vienotajam tirgum. Paldies! Komisār, herzlichen Dank! Paldies jums, komisār kungs! Paldies par šiem lieliskajiem ievadvārdiem! Pirms es tālāk dodu vārdu deputātiem, kas pieteikušies runāt, un pirmais būs Kristofs Hansens, gribu jums pirmām kārtām, jūs pirmām kārtām informēt par pirmās kārtas balsojuma rezultātiem. Otrā balsošanas kārta savukārt līdz ar to tiks uzsākta. Tātad par to, pas, mm, to pasudināšu. Tad pirmās balsošanas kārtas rezultāti. Tie redzam šeit arī uz ekrāna. Gribu tikai atgādināt, ka pirmām kārtām tika apstiprināts pieprasījums atcelt Gunāra Beka imunitāti, pieprasījums atcelt Gija Ferhofštāta imunitāti arī dzen tika apstiprināts. ES Izrēlas līgums. Savukārt reglamentu 2004. punkts tika noraidīts. Balzojums par steidzamības mēriem savukārt norisinājās šādi. Pirmām kārtām par administratīvo sadarbību nodokļu jomā un dažu termiņu attiecīgi atlikšana Covid-19 pandēmijas dēļ tika apstiprināts tālāk īpašs atbalsts ERDF. Um, no, tātad ārkārtas pagaidu atbalsts arī tika apstiprināts. Tāpat tika apstiprināti pagaidu pasākumu attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Balsojums par ja, sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemlīrijas apvienoto karalisti tika norisinājās šādi. Pirmais grozījums tika noraidīts, 20. grozījums noraidīts, 4. pants, pirmā daļa tika apstiprināta, 4. panta otrā daļa apstiprināta, 8. panta e apakšpunkts pieņemts, otrais grozījums noraidīts, 25. Eh, grozījums pieņemts, 26. grozījums pieņemts, 21. grozījums noraidīts, 22. grozījums noraidīts, 23. Eh, noraidīts, 24. noraidīts. Trešais grozījums noraidīts, 12. grozījums noraidīts, 14. grozījums noraidīts, 15. grozījums noraidīts. 41. panta pirmā daļa pieņemta, šī paša panta otrā daļa pieņemta, 45. panta pirmā daļa pieņemta, 45. Daļa otra, 5. panta otrā daļa noraidīta, 16. grozījums pieņemts, 17. grozījums noraidīts, 18. noraidīts. 98. pants pieņemts, 99. panta pirmā daļa pieņemta, 99. panta otrā daļa pieņemta, 138. panta daļa pieņemta, 48. grozījums, 4. daļa noraidīts. 48. panta otrā daļa noraidīta, 5. grozījums noraidīts, 6. grozījums noraidīts. 153. pants 7D noraidīts, 156. Eh, medaļa noraidīta, 158. punkta 11D noraidīts, 159. 11D noraidīts, E apsvērums pieņemts, F apsvērums noraidīts. J apsvērums 27. grozījums pieņemts. Tālāk runājot par ES stratēģiju invaliditātes jomā pēc 2020. gada rezolūcijas priekšlikums. Trešā panta pirmā daļa pieņemta, trešā panta otrā daļa pieņemta, piektā panta pirmā daļa pieņemta, piektā panta otrā daļa pieņemta. Otrais grozījums noraidīts, 8. panta pirmā daļa pieņemta, 8. panta otrā daļa pieņemta, trešais grozījums noraidīts. 16. panta pirmā daļa pieņemta, 16. panta otrā daļa pieņemta, 16. panta trešā daļa pieņemta. 21. pantā 4. grozījums noraidīts. 29. pantā 6. grozījums pieņemts. 32. panta pirmā daļa pieņemta, 32. panta otrā daļa pieņemta, 34. pants pieņemts, 36. pants pirmā daļa pieņemta, 36. panta otrā daļa noraidīta, 38. pants pieņemts, 46. panta pirmā daļa pieņemta, 46. panta otrā daļa pieņemta pieņemta. 46. panta 3. daļa pieņemta, 53. panta 1. daļa pieņemta, 53. panta 2. daļa pieņemta, 50, 60. Eh, pants pieņemts, 63. panta 1. daļa pieņemta, 63. panta 2. daļa pieņemta. A apsvērumā pirmais grozījums noraidīts, G apsvērums pieņemts, L apsvērums noraidīts, P apsvērums pieņemts, U apsvērums pirmā daļa pieņemta, šī paša apsvēruma otrā daļa pieņemta, Y apsvērumā piektais grozījums pieņemts. Nu, lūk, tādi bija pirmās balsošanas kārtas, ja pirmā balsošanas laika rezultāti. Gribēju par to jūs informot, pirms mēs sākam otro balsošanas laiku. Bet pagaidām turpināsim debatas. Un tātad vispirmām kārtām došu vārdu kolēģim Hansenam, Kristofam Hansenam lūdzu. Es atvainojos, ka bija tāda vilcināšanās ar jūsu runas uzstāšanu. Paldies priekšādātāji! Ministra kungs, godātie komisāri, Ķīna nav vienīgā valsts, kas vēlas šobrīd iegūt savos nagos uzņēmumus eh, Eiropā pēc šī pandēmijas laika. Un tāpat laikā, nu, te, protams, arī tie problēma jautājumi, par kuriem šobrīd runāts netiek, nenoliedzami, ka Ķīnas politikā vajadzētu būtisku realitātes eh, porciju pievienot. Mm Baltā grāmata par ārvalstu subsīdijām piedāvā labas iespējas, bet jāsaka, rīcībai būtu vairāk spēka nekā vārdiem. Mums ir jāspēj noteikt dažāda veida, piemēram, eh, nodevas eh, tā, tiem importiem, kas nāk caur, no Ķīnas, caur Eģiptu, nonāk Eiropas Savienībā un tiek atbalstīti ar Ķīnas subsīdijām, bet jāsaka, šeit nav vienotības. Tāpat arī šo ārvalstu tiešu investīciju skrīningam ir jābūt krietni striktākam un jā jāskatās uz to sasaisti ar, piemēr, ar eh, valsts pasūtījumu un konkursiem šai kontekstā. Paldies! Nākamā runātāja Agnese Jungērijus lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Koronas, korona krīzes. Um, radītās sekas nevar izmantot, lai iedzīvotos miljonos par lētu naudu, nopērkot uzņēmumus. Mums ir patiešām jāizsargā Eiropas ekonomika, un mēs nevēlamies, lai ārvalstu uzņēmumu īpašnieki tad sēdētu mūsu uzņēmumu valdēs mēģinot to visu izmantot tikai savās interesēs. Tādēļ ir arī ļoti precīzi jā, jāformulē, kas ir strateģisks nozars, piemēram, fabrikas, kas ražo medicīnas uh, izstrādājumus, vai, piemēram, arī aizsardzības nozare, vai kas cits. Mēs nedrīkstam noskatīties, ka ar negodīgām subsīdijām tiek iegādāti uzņēmumi. Tas ir visu mūsu ziņā aizsargāt uh, darba vietas un uzņēmums. Paldies, uh, Junkerijas kundze, tagad nākamā runātāja. Nākamajai runātājai vārds lūdzu. Liels paldies priekšādātāji, gudētā priekš, um, prie, komisāra skundze, komisāra kungs, kolēģi padomas pārstāvi. 2019. gada decembrī priekšādātāja Ursula Fonderlajena paziņoja, ka komisija spēlēs ģeopolitiski spēcīgu lomu. Šī baltā grāmata, ko jūs liekat mums priekšā šobrīd par ārvalstu um, atbalstu, ir pilnīgi noteikti solis pareizajā virzienā, un to vērtēja atzinīgi. Īpaši ņemot vērā pašreizējo kontekstu, kur Eiropas komisija intensīvi strādā pie krīzes pārvaldības, piemēram, domājot arī par valsts atbalsta pagaidu piešķiršanu. Uh, Pati esmu referente, strādāju pie ziņojuma par pol konkurences politiku, par ko notiks balsojums rītdien, un mēs ar kolēģiem aicinām Eiropas komisiju spēcināt konkurences politiku šai pasaules globalizācijas laikā un pārliecināties, ka tiek nodrošināta apusējība ar trešām valstīm, piemēram, ja runājam par eh, kopējiem tirgiem un eh, valsts atbalstu. Mums, mēs eh, domājam, ka jādomā par divām lietām. Pirmām kārtām Piemēram, mūsu valsts atbalsta noteikumi Neat, šobrīd neatiecas, piemēram, uz eh, trešo valstu uzņēmumiem, un tāpat laikā mūsu antitrusta un koncentrācija kontrolas noteikumos netiek specifiski ņemts jautājums par tādiem ekonomikas operatoriem, kas saņem ār, eh, valsts atbalstu kādā citā valstī. Nu, tas eh, neņem to visu vērā, būtu, piemēram, tāpat kā skatīties futbola spēli ar kādu citu komandu, kur katrai komandai ir pilnīgi citi noteikumi, un jums burtiski jāmin, kas varētu notikt tālāk. Šī Covid krīze katrā ziņā vērsus mūsu uzmanību uz nepieciešamību pasargāt tos svarīgākos atslēgas ta sektors tautsēmniecībā. Mums ir jāspēj pretoties riskiem. Mēs nedrīkstam. Uh, pilnīgi noteikti to visu ignorēt. Tāpēc atbalstu, ka Eiropas komisija pievērš šiem jautājumiem un vēršas pret šādu veidu naidīgiem ārvalstu uzņēmumu gājieniem, kas vēlas iegādāties uzņēmumus viņu krīzes brīdī. Ir nepieciešams šeit eh, domāt arī par pilnvaru sadalījumu starp komisiju un dalību valstīm. Jo ir, piemēram, tādas dalībvalstis, kas ļoti labprāt pieņem ārvalstu tiešās investīcijas un izpārdod tad, eh, savus valsts uzņēmumus eh, šādiem ārvalstu subsidētiem uzņēmumiem. Te vajadzētu kaut kādu kontroli. Uh, Jo citādi mūsu ekonomikas e, partneri, jāsaka, nu, izmantos savā labā pašreiz piedzīvotās grūtības. Lielas paldies! Nākamā runātāja. Paldies! Priekšēdējie Trumpa it kā um, paustā interesi iegādāties Vācijas tehnoloģiju uzņēmumu, jāsaka, bija tāds, nu, kā modinātājs zvans. Nu, tas pilnīgi skaidri un, un ļoti labi, ka bija tā, ka Eiropas komisija paspēja uzlikt veto šāda veida daļu iegādēju uzņēmumā, un ar šo konkrēto balto grāmatu komisijas par tālāku soli pareizā virdienā. Veselības aprūpas sektors ir ārkārtīgi svarīgs sabiedrībai, un sabiedrības veselībai jāstāv augstākā šajā nozīmes vietā par, piemēram, eh, no akcionāru vērtībām un dividendēm. Pēdējā līdzīgā kārtā mums jādomā arī dzen par Um, par farmācijas um, sektoru. Arī šeit jādomā par normām, jo, piemēram, atcerēsimies, ka daudz grūtāk mums būs nodrošināt atbilstīgus uh, veselības aprūpi, ja visi šie farmācijas uzņēmumi nonāks, piemēram, ārvalstu uzņēmumu rokās. Un ļoti bieži šāda veida naidīgi pārņemšanas centieni tiek uh, īstenoti, vēršoties tieši pret mūsu uh, Eiropas Savienības interesēm. Paldies, nākamais runātājs. Johans van Overtvelds komisāres, komisāra kungs, kolēģi, Jāsaka, ka mūsu iniciatīva, lai pasargātu mūsu uzņēmumus no ārvalstu pārņemšanas, protams, ir uzslavējama. Eh, neaizmirsīsim arī Ķīnas uzņēmumu agresīvo hegemoniju. Ķīnā netiek spēlēts saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem, eh, valda patvaļa un eh, ir arī vērojama agresīva ārvalstu uzņēmumu pārņemšana. Un Ķīna ir aizvien dominantāka vairāk e, izmantojot arī kiberuzbrukumus. Aizsardzība ir ļoti laba lieta, bet e, ar to vien nepietiek, e, lai. Uh, varētu mūsu ekonomiku pilnībā atveseļot. Es domāju, ka ir nepieciešami divi pasākumi noteikti. Pirmām kārtām vienotā tirgus spēcināšana, jo citādāk mūsu uzņēmumi nevarēs pietiekami labi konkurēt starptautiskajā tirgu, un otrām kārtām ir jābūt spēcīgam kapitāla tirgumu, lai būtu nepieciešamie līdzekļi mūsu uzņēmumiem. Paldies! Thank you. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs Emanuēls Morēls. Paldies, priekšādātāji. Cik daudz laika zaudēts? Nu, vai tam tiešām mums vajadzēja nogaidīt līdz 2020. gadam un šādu bezprecedenta krīzi, lai komisija beidzot sāktu kustēties? Un, lai beidzot konstatētu, ka pastāv šādas agresīvas prakses no atsevišķo ekonomikas varu puses, eh, ka tā tas ir mūsu vienotajā tirgū, ka viņi cenšas iegādāties eh, mūsu svarīgu sektoru uzņēmumus, tiešām bija jāgaida 2020. Gads, gads, lai konstatētu, ka, jā, ka tāds valsts kā Ķīna vai ASV patiešām nav tādi apusējības fani, kā mēs gribētu domāt. Nē, nu tiešām tieši kā kolēģis teica, nebūsim naivi, un tas taču bija skaidrs zināms. Protams, ka ir jārēģē. Un es ļoti uzmanīgi ilsīju jūsu baltās grāmatas projektu, un tāpat laikā man likās, tur viss bija tik sarežģīti. Tur bija nezinu, cik tur konsultāciju un aptauju līmeņi, bet es domāju, ka šeit mums jārunā ir skaidri un vienkārši. Mēs nevaram par mēs nevaram panākt ka to, ka būs kaut kāds tīrs un nevainīgs un perfekts tirgus. Nekas tāds nekad ne, nebūs iespējams. Un tāpēc ir vajadzīgs šāds pērciet eiropiešu preci, tiesību akts, līdzīgi kā to ir izstrādājusi ASV, ir jā, jāaizsargā mūsu uzņēmumi un mūsu darba ņēmēji. Paldies! Nā, nākamais eh, runātājs lūdzu, Kolakušić kungs. No temeljnih prava čovječanstva. Da bismo mogli donijeti ispravne odluke, mi moramo saznati činjenicu. Jā, es domāju, ka mums ir eh, jārīkojas pārliecinoši, ir jāpieņem atbilstīgi labi mēlumi. 2020. gada 10. martā es eh, prasīju neslēgt parlamenta durvis, tā lai mēs varētu palikt šeit, strādāt, konstatēt faktus, runāt par šiem vīrusiem, par visu šī vīrusu izraisītajām eh, sekām un tā tālāk. Bet kas notika tā vietā? Nē, parlamenta durvis tika aizslēgtas un tādējādi Mēs faktiski tikai nu, pamudinājām tādus naidīgus spēkus izmantot šo situāciju savā labā, un tas attiec arī uz tautsēmniecību nenoliedzami. Tas, ko piedzīvojam, patiešām ir katastrofāli. Un mūs gaida, jāsaka, tālāk vēl arī otrs vilnis. Un tāpēc mums nepieciešams ehm, rīkoties. Ir šeit uz parlamentu jāuzaicina epidemiologi, vīrusu eksperti un jādomā par to, kas notiks otrā viļņa gadījumā. Kolēģi, es vēlos atgādināt, ka Eiropas parlaments nekad nav slēdzis savas durvis. Mēs bijām praktiski vienīgā multinacionālā organizācija, kas turpina darbu daudzvalodu režīmā. Darījām to visu šo laiku. Un tas nav apšaubāms. Tālāk Lidija Pereira. Paldies, priekšsēdētāji! Covid-19 atstāja graujošu ietekmi uz Eiropas ekonomiku. Eiropas eksporti apjoms līdz gada beigām var samazināties par vairāk kā 460 miljārdiem eiro. Līdz ar to Eiropas uzņēmumi ir pakļauti riskam, ka tos var pārņemt. It īpaši, ja mēs runājam par uzņēmumiem, kur e, vismaz viens no līdzīpašniekiem varētu būt valsts. Jūs gribat e, varbūt teikt, ka kapitālismam nav nacionalitātes, bet tomēr tas var tikt izmantots kā ierocis. Un īpaši svarīgi tas ir strateģisko sektoru e, infrastruktūras aspektā ir nepieciešams tiesiskais ietvars, kas ļauj mums e, atbilstīgi kontrolēt ārvalstu kapitālu, tad, kad tiek pārņemt uz, uzņēmumu. Paldies! Gluksman kungs! Priekšsēdētāji, darbie kolēģi! Tulūzas uh, lidosta, Alstom, citi uzņēmumi. To visu līdz šim varēja iegādāties, un beidzot komisija ar savu balto grāmatu ir eh, reaģējusi. Mums bijis jau no laika gala jāpārbauda šīs ārvalstu investīcijas. Pastāstīšu jums kādas uh, franču fabrikas likteni. Jāsaka, ka tā bija pēdējā fabrika Eiropā, kas ražoja skābekļa balonus, lai elpinātu nogalinātu cilvēkus slimnīcās. Un jāsaka, ka e, šīs uzņēmums ir pilnīgi uh, neatkarīgs. E, tā akcijas ir uh, cēlušās par 55%. 2 miljārdi eiro ir valsts iepirkuma summa. Mums ir nepieciešams pieņemt likumu pērciet Eiropā ražoto. Jāsaka, ka ja mēs iepirksim, piemēram, kaut kādas pamata zāles ārzemēs, citās valstīs mums nekad nepiedos Eiropas pilsoņu, viņiem būs taisnība. Paldies, Būtikofer kungs tagad. Priekšsēdētāji kungs, komisāri. aizsargājot Eiropas strateģisko sektorus, nav neviena brīnumlīdzekļa. Tāpēc es atzinīgi vērtēju šo balto grāmatu, ar kuru tiek mēģināts eh, aizsargāt pret ārvalstu subsīdijām, bet mums ir nepieciešams arī stiprināt uh, savu investīciju izvērtēšanas procesu investīciju apmēri pēdējā laikā ir samazinājuši kaut arī pieaug veikto investīciju darījumu skaits. Tas nozīmē, ka investīcijas no Ķīnas ir vērstas uz mazākiem uzņēmumiem, kas tomēr var spēlēt strateģisku lomu. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu sākt vismaz mēģināt mainīt savus investīciju izvērtēšanas mehānismus, kad tie stāsies eh, spēkā oktobrī. Turklāt, lai aizsargātu savus strateģiski svarīgos sektors, mums ir jāaizsargā arī to piegāžu ķēdes. Un šeit varam mācīties no Japānas, kur viņi investē līdzekļus, lai pārvietotu, pārceltu ražotnes, un mēs varētu to apsvērt, piemēram, Rietumu Balkānu valstīm un arī citiem partneriem. Paldies! Paldies tālāk Berensen kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Nākamie gadi būs noteicoši mūsu Eiropas nākotnēji. Jāsaka, ka mēs nevaram, protams, novērsties no pārējās pasaules, bet mums pirmām kārtām ir jāparūpējas par savām interesēm. Nebūsim naivi. Ja kāds vēlas piedalīties mūsu tirgu, mūsu ekonomikā, tad ir jāievēro noteikumi. Un jāsaka, ka Amerikas valdība, kas vēlas atrast zāles tikai saviem pilsoņiem, pierāda, cik agresīva var būt šāda taktika. Ko dara Ķīna? Ķīnā arī notiek uh, kiberuzbrukumi, uh, Ķīnas uzņēmumi uzvar uh, konkursu procedūrā, arī, piemēram, uh, elektrisko busu ražošanā, un mums ir jāpasargā sava vieta zem saules. Mums ir jāparūpējas, lai arī nākotnē šeit tiktu paturētas darba vietas. Komisija lūdzu īstenojot šos vārdus ātri vien darbos. Paldies! Thank you. Paldies. Tālāk vārds komisāram Hoganam. Paldies deputātiem! Paldies visiem, kuri izteicās par šo svarīgo jautājumu! Un noslēgumā vēlos uzstāt uz to, ka Eiropai ir atvērts tirgus, mēs atzinīgi vērtējam ārvalstu investīcijas, bet tās ir jāpārbauda, jāizvērtē. Es piekrītu Gluksman kungam, Butikofer kungam, Hansen kungam kas prasīja pat spēcīgākus kontrolas ārvalstu investīcijām, bet tāds bija līdzlikumdevēju lēmums ar šādiem datu ievākšanas mehānismiem. Un mēs komisijā viennozīmīgi esam par stingrākiem pasākumiem, ja tas ir iespējams. Tāpēc ārvalstiešu investīciju izvērtēšanas mehānisms, kas tas ir spēkā oktobrī, ir jāstiprina. Un ir divi jautājumi, kur mums ir nepieciešama jūsu palīdzība. Pirmkārt, vēlos reaģēt uz balto grāmatu, kur prezentēja man kolēģi Vestagers kundze. Ir tur skaidrs, ka ir jādara vairāk attiecībā uz ārvalstu subsīdijām. Nedrīkst būt nevienlīdzīgi noteikumi, konkurējot ar Eiropas uzņēmumiem. Otrakārt, ir ļoti svarīgs jūsu spēcīgais atbalsts publiskā iepirkuma kopējiem instrumentam, kas ir šobrīd palicis sēnā. Tāpēc es aicinu visas trīs iestādes, padomi, komisiju un parlamentu strādāt pie šī jautājuma vairāk un panākt, ka to pieņem pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies! Komisāra Vestagers kundze, lūdzu. Paldies! Vēlos atsaukties uz kolēģi tikko sacīto un to, ko ierosināja Butikoferkungs. Mums ir nepieciešams instrumenta klāsts. Nav viena brīnuma līdzekļa attiecībā uz šiem jautājumiem. Tie ir ļoti sarežģīti, bet ir iespējams atrast risinājumu. Mēs vēlējāmies sacīt, ka mēs neļausim uz uzņēmumu rēķina, uz iedzīvotāju rēķina upurēt konkurenci. Konkurence dod mums izvēli, labas cenas un inovāciju. Bet, protams, vienlaicīgi mēs neatteiksimies no godīgas konkurences. Mēs iestāsimies par Eiropas uzņēmumiem, kad tie saskaras ar negodīgu konkurenci no uzņēmuma puses, kuri saņem ārvalsts subsīdijas, bieži vien sēdzot pat darbības izmaksas tiem. Tas jau ir absolūti negodīgi konkurēt šādā veidā. Un mēs vēlamies veidot spēcīgu sadarbību pie šiem jautājumiem. Es ceru, ka arī starptautiskais iepirkuma instruments eh, tiks eh, pieņemts. Un es ceru, ka jūs arī uzstāsiet, ka mums ir nepieciešami spēcīgāki noteikumi attiecībā uz iepirkumu veikšanu. Jāuzvar ir augstākai kvalitātei, nevis ar tiem, kas nāk ar subsīdijām. Šobrīd Eiropas valstis dara, ko var, lai palīdzētu saviem uzņēmumiem izdzīvot Covid situācijā, bet viņi to dara kontrolēti, caurskatāmi, lai saglabātu to vienoto tirgu, kas ļaus mums nodrošināt atvesļošanos un pazaudēto darba vietu atjaunošanu. Bet subsīdiju gadījumā mums nav nekādas kontrolas, nav nekādas caurskatāmības. Uh, Paldies par plašo atbalstu, ko es dzirdēju, un gaidu arī nākotnē turpmāk sadarbību pie šiem jautājumiem. Paldies! Paldies par jūsu iniciatīvām, un tagad dod vārdu ministras kundzei. Jā, paldies priekšsarētāji, godātie deputātu. Šis debats bija noderīgs mums visiem. Es vēlos pateikties parlamentam par interesi un iesaistīšanos šajā jautājumā. Es eh, piezīmēju sev jūs komentārus, izteikumus, informēšu kolēģis padomē, un kā jau es pieminēju, ka ekonomiskā krīze, kas izrietēja no Covid-19 pandēmijas, lika daudziem uzņēmumiem nonākt neaizsargātā situācijā. Tos ir iespējams pārņemt ir svarīgi aizsargāt tos aktīvus ekonomikā, kas ir ļoti svarīgi mūsu ekonomikai kopumā lai nodrošinātu atvesaļošanos. Tika izveidots pirmais ietvars tiešo ārvalstu investīciju pārbaudēju, izvērtēšanai. Tas tika pieņemts 19. gada martā, un tas ir stājies spēkā sākot ar šī gada oktobri stāsies spēkā, respektīvi. Ļaujiet man atgādināt, ka padome un dalību valstis darīs visu iespējamo, lai aizsargātu strateģiski svarīgus aktīvus un tehnoloģijas no ārvalstu investīcijām, kas apdraud ģeopolitiskos prioritātes. Paldies! Paldies! Pirms mēs eh, sākam diskusijas par nākamo punktu, mums ir jāsāk balsošanas otrā kārta. Tātad darba kārtībā ir minēti visi dosie, par kuriem tagad tiks balsots. Balsošana sākas 20.32 un beigsies 21.45. Procedūra balsošanai ir tāda pati, kādu mēs jau labi zinām, Visi balsojumi ir personāla balsojumi, un deputāti savus balsojumus varēs redzēt savus balsojumus un eh, balsojumu rezultātu protokolā. Ar to es pasludinu otro balsošanas kārtu par atvērtu un atgādinu, ka tā turpināsies līdz 21.45. Šīs balsošanas kārtas rezultāti tiks paziņoti rīt 9 no rīta, sākoties rītdienas sesijas rīta daļai. Turpinām izteikumus. Nākamais punkts ir komisijas paziņojums. Sveicam komisāru skundzi. Temats ir turisms un transports 2020. gadā un pēc tam Līdzīgi kā iepriekšējai priekšsarētāji, arī es atgādināšu, ka šeit nav paredzēta brīvā mikrofona procedūra un nav paredzēta zilās kartītes jautājuma izmantošana. Komisārs Kunze, vārds jums. Lūdzu. Labvakar, labvakar visiem! Priekšsēdētāji, paldies jums, ka uzaicinājāt komisiju uz šīm debatēm, lai apspriestu to, par ko praktiski visi šodien domā, kāda ir komisijas vīzija attiecībā uz turismu transportu nozaru atvesaļošanos, pakāpeniski izējot no koronavīrusa pandēmijas. Es tik tiešām priecājos, ka varbūt atkal šeit kopā ar jums. Tuvojoties vasaras brīvdienām, ir skaidrs, ka mums ir uh, Kopīgi jāstrādā pie turismu transporta sektora jautājumiem, kā doties atvaļinājumā, ja transporta veidi praktiski nekustas no vietas. Tomēr ekonomikas iekustināšana prasa arī cilvēku pārvietošanos, un tas savukārt prasa uzticēšanos un koordinēšanu. Mums ir jāpiedāvā iedzīvotājiem skaidrība, ne, nedrīkst notikt nekāda diskriminācija, un jābūt nodrošinātai savienojumībai. Mēs labi zinām, ka transporta un turisma nozares ir smagāk eh, skartas, it īpaši pasažieru transporta nozara. Samazinājums šeit ir vismaz 80% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Transports ir svarīgs ķēdes posms daudzām citām nozarēm, tā skaitā turismam un eh, nepieciešams eh, vienotā tirgus funkcionēšanai Un līdz ar to transporta jomas atjaunošana Eiropas Savienībā un arī tālāk ir jāpātrina, vienlaicīgi saglabājot eh, veselības eh, nodrošināšanu nepieciešamas ierobežojumus lai progresīvā kārtā atjaunotu savienojamību, tiek noteikti vispārīgi principi, kas piemēram visiem transporta pakalpojumiem un konkrēti ieteikumi katram transporta veidam atsevišķi. Esam ierosinājuši arī vadlīnijas drošai turismu pakalpojumu sniegšanas atsākšanai visā ekosistēmā, tā skaitā viesnīcās un restorānos vai turisma operatoriem. Papildu vadlīnijas tika prezentētas attiecībā uz brīvās pārvietošanās atjaunošanu un lai padarītu voucherus pievilcīgākus, un ir nepieciešams eh, atsākt šo kustību jau šobrīd, pirms 2020. gada vasaras. Neviens pasākums nekad nav absolūti bez riska, tomēr mūsu vadlīnijas un protokoli, kurus esam izstrādājuši kopā ar savām aģentūrām, ņem vērā visus piesardzības principus un inovatīvās prakses attiecībā uz risku samazināšanu, vienlaicīgi ļaujot atsākt eh, pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus. Tam ir jāpavada, mm, jāpapildina arī informācijas sniegšana, lai katrs iedzīvotājs Eiropā varētu informēti pieņemt lēmumu par to, kā eh, samazināt riskus veselībai ceļojot. Jebkuri pasākumi, kas tiek ieviesti transporta nozarē, tiem ir jābūt proporcionāliem un balstītiem uz riska izvērtējumu. Ir svarīgi, lai dalību valstis, sākot ar šo nedēļu, atceltu ierobežojumus uz iekšējām robežām, un tā vietā izvēlētos mētiecīgākus pasākumus, piemēram, tīrīšanu, elektronisko biļešu izmantošanu un izvairīties no cilvēku masveida pulcēšanās. Ir nepieciešams e, veicināt uzticēšanās veidošanu, ņemot vērā, cik unikāla situācija ir aviācija attiecīgā aviācijas drošības aģentūra un e, slimību kontrols e, centrs ir publicējuši vadlīnijas, balstoties uz komisijas darbu, un tiek noteikts, ka ir jāīsteno ja vairāki konkrēti pasākumi. Ir jāizmanto ja slimnīcas e, kvalitātes filtrus, piemēram, lidmašīnās. Transports ir pārobežu aktivitāte pēc savas būtības, līdz ar to ir absolūti skaidrs, ka vēsturiskas saiknes eh, ir jāatjauno un jebkuri pasākumi, kas tiek izmantoti ceļojuma gala punktā un e, izcelsmes punktā tiem ir jābūt savstarpēji savietojumiem, jo savādāk ceļošana nebūs iespējama. Līdz ar to mums jāturpina sava labā sadarbība starp dalību valstīm, izmantojot e, transporta kontaktpunktus, kas tika izveidoti sākoties Covid-19 krīzē balstoties uz mūsu vadlīnijām. Drošība nav vienīgā lieta, kas ir nepieciešama, lai atjaunotu uzticēšanos. Uzticēšanās balstās arī uz precedentiem. Un precedents, kuru mēs vēlamies aizstāvēt, ir tas, ka patērētājiem ir jātiek aizsargātiem Eiropas Savienībā, jebkurā laikā komisija ir paudusi visu laiku, ka pasažieru tiesībām saņemt kompensāciju nedrīkst būt ierobežojumi. It īpaši tie patērētāji, kas ir smagi cietuši ekonomiski jau no krīzes eh, atjaunos savus ceļojumus tikai tad, ja būs pārliecināti, ka viņu eh, ceļojuma eh, atcelšanas gadījumā saņēmis kompensāciju. Un turisms prasa darbības atsākšana plašākos sektoros. Ir nepieciešams sniegt atbalstu uzņēmumiem, veicinot investīciju piemērošanu, lai atjaunotu savienojamību un izmantot transporta sistēmu, kas ir gatava nākotnē. Līdz ar to komisija ir ierosinājusi robustu un visaptarošu paketi Eiropas ekonomikas atvesļošanai. Kaut arī atsevišķajām nozarēm nav speciāli paredzēts finansējums šajā paketē, ir skaidrs, ka uh, tādas nozares kā transports un turisms varēs eh, saņemt finansējumu no vairākām pusēm. Es vēlētos eh, pēc iespējas ātrāk eh, pieņemt šo paketi ar jūsu atbalstu. Tas ļaus sniegt atbalstu vairākām nozarēm, kurām ir nepieciešams ilgtspējīgs eh, savienojamības nodrošināšana 2020. gadam un tālāk. Darīšu visu iespējamo, lai nodrošinātu šo pieju un eh, lai iedzīvotāji un uzņēmumi varētu izmantot šo atbalstu un nostāties uz atvesļošanās ceļa. Komisijas ierosinātās atvesļošanas paketē rada daudz iespējas transportam. Attiet, tur ir paredzēti 750 miljārdi nākošās paaudzes Eiropas Savienības programmai. Tur ir paredzēts arī stiprināts budžets eh, Connecting Europe Facility, lai veicinātu investīcijas infrastruktūrā, pamat TNT tīklu E, pabeigšana tiks veicināta līdz 2030. kā arī pārēj uz zaļo ekonomiku un dekarbonizētiem transporta līdzekļiem, kā dzelzceļi, piemēram, tiks pātrināta arī tīro tehnoloģiju izmantošana kā alternatīvo degvielu saskaņā ar uh, zaļo kursu. Tāpat arī ierosinām um, e, investīju uh, ar lielākiem līdzekļiem papildus 31,6 miljārdi eiro lai sniegtu atbalstu kritiski svarīgai infrastruktūrai, tā skaitā tīrām tehnoloģijām, kas ir svarīgas transporta nozarei. Un papildus tam arī ilgspējīgas infrastruktūras e, atbalsta e, programmas daļa, kas ar, arī tagad saņem plašāku atbalstu. Kopējais e, budžets ir 560 miljārdi un tas eh, nāks par labu visām ekonomikas jomām, tas skaitā transportam. Dalība valstis iesniegs plānus, tas ir jādara līdz nākamā gada aprīlim, lai saņemtu aizdevumus eh, vai piešķīrumus. Esmu pārliecināta, ka investīcijas eh, būs pietiekami lielas un eh, tas būs svarīgs jautājums daudzās dalību valstīs, un tas bija viens no jautājumiem, kur Eiropas pusgads arī eh, to norādīja dalību valstīm adresētos ieteikumos. Protams, kā ESIF, Stratēģiski investīcija fonds, 36 miljārdi, lai piesaistītu papildu privāto kapitālu no nozarēm, kuras vismagāk skāra koronavīrus krīze. Tas viss ir nepieciešams, lai veicinātu arī tālākai digitalizāciju, koncentrējoties uz nākamo stratēģiju īstenošanu transporta jomā. Koronavīrus ir daudz ko vai, mainījis. CF eh, budžets 80% apmērā jau veic ieguldījumus. Un mm, šajā, šī mērķa sasniegšanā mēs eh, ierosinam arī klimata pārmaiņām novirzīt šos līdzekļus transporta, um, tas būs vēl vairāk. Noslēgumā vēlos pateikties jums par jūsu sagatavoto rezolūciju. Un mēs, protams, turpinām mācīties no savas pieredzes pēdējos mēnešos. Situācija bija nepieredzēta. Tomēr tagad ceru esam gudrāki un labāk sagatavoti. Paldies un esmu gatavi jūs jautāt. Komisārin. Paldies, Valēns kundze, par jūsu paskaidrojumiem. Pirmā tagad debatēs uzstāsies Roza Esteras Feragut kundze. Turísticos, sin duda, y el sector del transporte han sido los sectores más castigados. Priekšsēdētāji, paldies! Turisma un uh, transporta nozares uh, šis vīrus ir ļoti smagi sodījis, ja var tā teikt. Uh, lidojumu skaits pazeminājās par 90%, nu, turisma gandrīz vairs vispār nebija, un daudzās valstīs turisms ir ļoti uh, svarīgs ekonomikas uh, stūrakmens. Turisms nozīmē solidaritāti, kultūru, kohēziju, nākotni, un tādēļ ir nepieciešams reaģēt uz šīm problēmām Eiropas līmenī. Spānijas delegācija vēlas lūgt uh, lai atgūšanās plānā turismam tiktu piešķirta prioritāra loma. Ir jābūt, protams, labākai koordinācijai, mums ir jābūt drošībai, jāievēro visi nepieciešamie veselības protokoli lai visi par to būtu pietiekami labi informēti. Mums ir jāatbalsta MVU, jo uh, vairāk par 90% turisma nozarē strādājošo uzņēmumu ir tieši MVU, uh, Baleāru salas, uh, Kanāriju salas, tur uh, šajās uh, vietās ar īpašu geogrāfisko izkārtojumu tas ir īpaši svarīgi. Mēs nedrīkstam kavēties nevienu sekundi. Mēs vēl solidaritāti neesam pieredzējuši, bet Eiropa bez turisma nevarēs uh, pastāvēt. Paldies, tagad lūdzu nākamais kolēģis. Jēlikungs. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, kā sociāldemokrātu deputāts. Es izsakos 27 miljonu strādnieku interesēs runāju to vārdā, kas, piemēram, dara vīnu pie Balatona ezera, runāju stjortes vārdā, runāju uh, viesnīcas darbinieka vārdā. Visi prasa, ko tad jūs darāt Eiropas Savienībā, kas notiek. Jā, turisms ir kā tāda vista, kas dēj zelta olas, bet uh, jums šķiet, ka jums to nevajag barot, ka tā tikai dēs un dēs. Bet tagad uh, jūs varat paši pārliecināt pārliecināties, ka tā viss nav. Sociāla demokrātu grupa tādēļ pieprasa, lai jūs rīkotos nekavējoties. Atgūšanās plānam ir jāatbalsta turismu industrija, ir jābūt krīzes pārvaldības plānam, ir jābūt Eiropas pasažieriem veltītai garantiju sistēmai un ir jābūt jaunai, patiešām labi pārdomātai turisma stratēģijai. Mums šāds priekšlikums ir jāatbalsta, ir jāatbalsta jāatbalsta turisma, transporta sektori, lai tie varētu izdzīvot un jādomā par labāku turisma politiku nākotnē. Paldies, tagad tieskungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāris kundze. Mēnešiem ilgi mēs te uzklausām uh, statistikas datus, skaitļus 10% no IKP, strateģiska nozare, un uh, ir, uh, jā, uh, Spānija arī tā valsts, kurā turisma joma ir ārkārtīgi būtiska, bet mēs nevaram tikai uzklausīt kaut kāds ieteikums, ir dalība valsts, kas to visu nemaz neievēro. Kādēļ jūs pieprasāt? lai tiktu atcelta obligātā karantīna, ja mēs to pieprasām? Kādēļ situācija pie robežām ir tik nekoordinēta, tik juceklīga? un e, dalību valstīs ir ļoti atšķirīgi noteikumi spēkā. E, kādēļ ir šāda fragmentācija? 22 miljoni cilvēku ir nodarbināti turisma nozarē. Kādēļ turisms nesaņem vispār nekādu atbalstu? Komisijas acīs šķiet turisms ir tādā pabērnu lomā. Mēs to esam dzirdējuši jau iepriekš un šķiet to dzirdēsim arī turpmāk. Maksāt nespēja, bankrots, ar tādām nelaimēm cīnās šī nozare patreiz. Mēs nevaram improvizēt, ir jābūt ļoti labi pārdomātai stratēģijai, bet atkal te mēs pieredzam tādu improvizāciju. Komisārs kundze. Es esmu Riņu Europa grupā, es biju Baleāru salās un tika runāts par kvalitātes standartiem, kas ir kopīgi visām valstīm, par koordinētu robežu atvēršanu un Eiropas Savienības daudzināšanu uh, turistu acīs. Mēs vēlamies būt uh, tāds izplatīts turisma galamērķis. Tas ir nepieciešams Eiropas Savienībai. Paldies, Haider kungs! Paldies! Uh, diemžēl turisma nozari uh, šī krīze ir skārusi vissmagāk. Ir ļoti skumji, ka Fonderlajenas kundze savā runā šodien vispār nepieminēja turismu lai varētu atbalstīt turisma nozari, kas ir tik vitāla Eiropai, mums ir patiešām jāinvestē. Ir jābūt nebirokrātiskām finansējumam, kas patiešām pēc iespējas ātrāk nonāk pie gala mērķa. Un mums ir jādomā arī par ļoti uzmanīgu klimata mērķu ievērošanu. Zaļais kurs arī šobrīd iegūst pavisam jaunu aktualitāti. Ja mēs runājam par masu turismu, tas atkal izrādīsies kaitniecīgs, ja mēs neievērosim ļoti skaidrs noteikumus. Komisijai pat tiešām vajadzētu pirmām kārtām domāt par atbilstošu turisma eh, finansējumu un tādu transporta infrastruktūras izveidi, kas ir pietiekami zaļa. Paldies, Tilija Mecas kundze! Paldies, priekšsēdētāja kungs, eh, komisāras kundze pēc eh, Covid karantīnas pasākumiem mums ir jādomā par turisma un transporta nozares atveseļošanu. Tādēļ es augstu vērtēju komisijas vadlīnijas un ieteikumus. Lūdzu, raudzīsimies nākotnē, domāsim par tādu transportu un turismu, kas ir atbilstoši nākotnēji. Un eh, klimata krīze nepazudīs tad, kad beigsies šī pandēmija. Tūrisma un transporta sektoriem arī ir jācenšas, lai samazinātu ekoloģisko nospiedumu. Krīze mums ir iemācījusi, ka cilvēkiem ir jāmaina savi ieradumi un ka tas ir iespējams. Mēs vienā brīdī pārtraucām lidot, mēs vairāk gājām uz ielas, pastaigājāmies un eh, mēs varam tagad šo turisma jēdzienu uh, pilnībā atjaunot, izmantot arī vairāk vidē draudzīgu transportu, piemēram, vilcienus, arī nakts vilcienus. Un ir jādomā par ekoloģiju, par uh, lauku uh, reģionu attīstību, turisma interesēs. Mums ir jāizveido ilgspējīga turisma plāns Eiropā. Uh, labi darba nosacījumi, ekoloģisko normu ievērošana. Tas viss nāktu pa labu gan nozarē strādājušiem, gan arī ceļotājiem. Paldies, tagad Kosmas Lutovskī kungs. Komisāras kundze. Jāsaka, ka turisma un transporta jomas ir ļoti smagi cietušas krīzes rezultātā. Katru dienu tika slēgti uzņēmumi tika cilvēki no darba atlaisti, un, lai no tā visa atgūtos, tas prasīs daudzus gadus un milzīgas investīcijas. Tagad viss tas gulstas uz dalību valstu pleciem. Komisijas sagatavotās vadlīnijas nav pietiekamas. Mums ir jādomā par uh, klimata mērķiem, kas patiešām būtu izpildāmi. Jaunu noteikumu īstenošana, mobilitātes pakotne, tas pagaidām ir jāiesaldē. Un komisijai vajadzētu saprast, ko tagad varētu īstenot un nevajadzētu vēl uh, Eh, pasliktināt jau tā grūto situāciju, kurā atrodas mūsu uzņēmumi. Vairākas um, avio sabiedrības paziņoja, ka tiks eh, sagatavot arī īpaši eh, voucheri, lai kompensētu pasažieriem radītos zaudējumus. Diemžēl komisija pagaidām vien ko nav izdarījusi šajā jomā. Paldies, un tagad Elena Kontūra. Paldies, priekšsēdētāji, komisāras kundze. Turisms, transports ir ļoti būtiskas tautsaimniecības nozares, un, diemžēl, tās eh, Covid-19 skāra vissmagāk. Miljoniem cilvēku zaudēja darbu, eh, darba ņēmēja tiesības tika ierobežotas. Tie ir cilvēki, kas mūs uzņem eh, savās zemēs viesmīlīgi, bez viņiem šī joma nevarētu turpināt pastāvēt. Mums ir jādomā, kā garantēt šo cilvēku turpmāko pastāvību pastāvēšanu, uzņēmumu izdzīvošanu, ir jābūt tādam, tādai veselīgai konkurencei, nedrīkst pieļaut um, vienotā tirgus deformāciju. Mums ir jādomā par uh, tādu uh, paradigmu maiņu par to, kā mēs ceļosim nākotnē, ir jāpasargā darba ņēmēji. It sevišķi jāizstrādā tādi nākotnē atbilstoši instrumenti, lai turisms un transports kļūtu zaļāki. Jādomā arī par krīžu pārvaldību nākotnē, par kompensācijām un ir jāizveido turismam atbilstoša ilgspējas stratēģija. Paldies! Paldies tagad uh, Raukmākers kundze. Mēs uh, piedzīvojam Covid krīzi un transporta jomai uh, klājas ļoti grūti. Mums vajadzētu izveidot pietiekami labu dzelzceļa infrastruktūru. Mums ir uh, jādomā par Covid krīzi, un uh, izdevumi ir uh, patiešām atbilstoši, ja mēs varam ar to palīdzību cīnīties pret ekonomisko krīzi. Mums ir jāinvestē šajā zaļajā projektā labākas nākotnes vārdā. Tas nāktu par labu visiem. Investīcijas infrastruktūrā ir nepieciešams ekonomiskās izaugsmas labā. Nākamās paudzes vēlēsies zināt, kur tad palika tā nauda, ko mēs tērējam šodien. Tādēļ ir nepieciešama ambicioza īstenojama programma ar atbilstošu budžetu, lai to īstenotu. Mums tādēļ vajadzētu izveidot tādu ātrvilcienu, pasažieru dzelzceļa tīklu Eiropā. Paldies! Paldies! Tagad Masimiljano Salīnī lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, labvakar, komisārs kundze. Paldies par šīm diskusijām un jāsaka, ka mēs strādājam uh, pie rezolūcijas, uh, kurā ir pieminēti uh, ļoti svarīgi jautājumi, proti krīzes um, ietekme uz turisma sektoru. Jāsaka, ka turisma sektors ir tāds īpašs un tas ir sasaistīts arī ar ļoti daudziem citiem - kultūru, transportu, ekonomisko attīstību un ir vēl kāds jautājums, kam jāpievērš vairāk uzmanības, un Eh, kur mēs nevaram pieļaut nekādas kļūdas. Ir jādomā par cilvēku kapitāla aizsardzību MVU par tiem cilvēkiem, kas gadu garumā ir e, strādājuši turisma jomā, izglītojoši ļoti labus speciālistus viesmīlības nozarē, piemēram, mazi uzņēmumi vairākus gadus tam ir veltījuši. Un patiešām ir risks, ka tagad šis cilvēku kapitāls varētu pazust. Tādēļ mums ir kaut kas jādara lietas labā un tas jādara ātri. Paldies, un tagad Danielsen kungs. Tak, for ordet. Lielas paldies priekšādātā, paldies, ka devāt man vārdu. Tiešām ir pavisam atbilstoši, ka šonadēļ šeit parlamentā pieņemam rezolūciju par turismu. Tā ir nedēļa, kas sākās ar to, ka daudzas dalībvalstis atvēra savas nacionālās robežas un vienlaikus arī, nu, daudz kur sākās vasaras atvaļinājumu un tam līdzīgi. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs arī, nu, atveram turismu, atveram Eiropu ceļojumiem, lai turisti var baudīt šis, šo jauno pieredzi Un jāceras, ka tā ir ārkārtīgi nozīmīga tautsēmniecības nozare. Tā būtiski ietekmē daudz ieņēmumus un iztiku. Un, lai viss šī sistēma varētu strādāt, mums ir vajadzīgi gan turisti, eh, gan viņu uzņēmēji. Turistiem jājūtas droši, viņiem jājūtas pārliecināti, ka viņi tiks aizsargāti gan transportā, gan viesnīcās, gan citur. Vienlaikus jādomā arī par to cilvēku drošību, kas strādā viesnīcās un transporta līdzekļos. Pamazām atvarot ekonomiku, mums jādomā par par to, kā pārliecināmies par viņu veselību, drošību, tāpat mm, un domājam par visiem, kas strādā šajā sektorā. Tāpēc nekādā gadījumā nedrīkstam aizmirst par visiem šajā sektorā strādājošiem. Liels paldies! Nākamais runātājs Marku Kampo Menosi. Es turpināšu uzstāšanos itāļu valodā. Lielas paldies, komisāra Valēn, paldies, ka esat šeit un paldies, ka piedāvājat šo iespēju apmainīties ar viedokļiem. Um, jāsaka, protams, ka jūs kolēģim Lebra. Ta, jūsu kolēģim Letoran, Lebretonam ir cita veida viedoklis, aspekts šai ziņā skatāms, un mēs eh, runājām ar viņu arī par sociālo ietekmi, ko radīs šī krīze turismu sektorā. Bet es vēlos šovakar pievērsties tieši konkrēti šim turismu sektoram. Manai valstī, Itālijai, tas ir ārkārtīgi nozīmēs. Tas veido 13% no mūsu IKP. Esam ļoti daudz runājuši par to, kāda veida ekonomikas instrumentus mēs varētu izmantot, lai palīdzētu tautsēmniecībai, bet mēs varētu izmantot arī tādu procedūru, kas mums nemaksātu neko, bet šajā gadījumā es domāju tieši par pakalpojumu direktīvu. Par to runāju ar komisāru Lebretonu. Investīcijas, piemēram, pludmaļu sektorā līdz šim ir bijušas ļoti minimāls. Jo jāsaka, direktīva, kas eh, regulē šo jomu, ir eh, tik novecojusi, ka vairs nav aktuāla. Un līdz ar to, piemēram, pastāv dažādu veidu problēmas ar eh, tieši šādu pludmaļu apkopšanu un tam līdzīgi. Nākamais runātājs Peters Lundgrens. Lielas paldies priekšādātāji! Es uzskatu, ka turisms nav tas sektors, kurā būtu šobrīd Eiropas Savienībai jājautas iekšā. Tā ir dalībvalstu atbildība, un es pat teiktu, tas ir reģionāls un vietēja rakstura jautājums. Un tāpēc īpaši šovasar, vairāk nekā jebkad citādi, mums ir jāsaprot, ka šī nebūs tāda turisma pārbagāta vasara. Zviedrijā, piemēram, valdība šo covid krīzi nespēja nekādā veidā risināt, rīkojās pilnīgi neparedzami, un tāpēc, piemēram, Zviedri šobrīd tikpat kā nekur vispār nevar doties, un būs vajadzīgs krietnī ilgs brīdis, pirms mēs varēsim atgriezties pie turisma tādā veidā, kā mēs to sapratām līdz šim, līdz pandēmijas sākumam. Bet es domāju, ka palīdzība turisma sektoram ir vajadzīga. Un labākais, ko mēs varētu darīt šai gadījumā, ir piedāvāt palīdzību no individuālām dalībvalstīm un nevis atkal kārtējo reizi Eiropas Savienībai bāzt eh, savu karoti visos podiņos. Nē. Paldies. Nākamais runātājs Ismails Ertoks, lūdzu. Liels paldies priekšādātāji, godātā komisārs Kunze. Domāju, ka koronas krīze ir ļoti labi mums parādījusi, kas notiek ar robežām. Tā ir parādījusi, ka Eiropas Savienība tomēr nav tāda savienība, kādu mēs vēlētos. Bet tas, protams, nozīmē, ka mēs varam turpināt darbu pie tās uzlabošanas. 27 miljoni Eiropas Savienībā strādā turisma nozarē. 10,3% no IKP, komisārs kundze, jūs šos skaitļus labi, ļoti labi pazīstat. Nu, Un tad, protams, ir visi šie Eh, visi šie eh, ceļojumu veidi, kas nes milzīgus ieguldījumus. Šis jautājums ir tāds, kas tagad jārisina. Tīpaši šeit domāju par mazajiem uzņēmumiem, par mazajiem ceļojumu birējiem, par mazajām viesnīcām, kas sastopas ar būtiskām likviditātes problēmām. Tas ir jāsina. Mēs kā sociāldemokrāti ierosinām nodrošināt Eiropas ceļojumu garantijas fondu. Eh, tas maksātu Eiropas Savienībai vairākus 7 līdz 9 9 miljardus eiro, bet savukārt um, nerīkošanās maksātu daudz vairāk pāri pa 23 respektīvi, miljardiem, respektīvi tas, ka šie uzņēmumi sabruktu, bet tad būtu vajadzīgs kāds vietā un tā tālāk un tā joprojām. Lielas paldies! Un tālāk došu vārdu noslēgumu vārdiem komisārai. Lūdzu, Valēnas kundze, jums vārds. Lielas paldies par visiem komentāriem! Domāju, ka visi vairumā esam viensprātis, saprotam, cik nozīmīgs ir turisms kā tautsēmniecības sektors, cik svarīgs ir transporta sektors tautsēmniecībā, un visi esam nobažījušies par to, kā tas viss uh, risināsies nākotnē, kā šie sektori izkļūs no krīzes. Kā es jau teicu sākuma vārdos, Esmu pārliecināta un domāju, ka arī daudz no jums tāpat domā, eh, ka ir nepieciešams izstrādāt tādu kā ārkārtas situācijas plānu, lai kādā nākamajā reizē, kad, piemēram, nu, pasak Dievs, mēs tomēr sastaptos ar šāda apjoma krīzi, mēs būtu tam visam gatavi. Un tad tālāk ir vajadzīgs apspriest arī gūto mācību, un domāju, ka tas arī nav maznozīmīgi. Tam jānotiek turklāt ļoti drīz. Mums ir jāmācās no pieļautajām kļūdām. Un jāmainās. Tā lai mēs kļūtu prasmīgāki. Un tas, ko teica nu pat Ismails Ertoks, nu, ka parādīja Eiropas Savienību tās savas robežas, nu, tā jau ir. Nu, ir, protams, taisnība, ka šeit ir arī garas, plašas debatas par subsidiaritāti, par e, to, kas būtu jārisina Eiropas Savienības dalību valstīm, kas kopīgi, un tam visam ir tālāk tālējošas sekas nenoliedzami. Tad, kad, parasti, tad, kad rodas problēmas, tad parasti visi raugās Briseles virzienā. Bet man tiešām būtu gribējies lai mums būtu bijusi tajā brīdī iespēja un līdzekļi ie, iejaukties un rīkoties, bet Eiropas Savienības līmenī šāda veida līdzekļu likviditātes krīzes novēršanai nebija, jo tā nav ES kompetence, un tāpēc mēs parādījām darībvalstīm lūk šādu ietvaru, elastīgu ietvaru valsts atbalsta piedāvāšanai turismam, mums ir jāaizsargā patērētāji, vienlaikus palīdzot uzņēmumiem ar likviditāti. Es klausījos jūsos, un jā, pastāv tāda, nu, tāda ideja, kas sāk izkristalizēties no šīm gūtajām kopējām mācībām, ka kaut kāda veida instrumenti ir vajadzīgi likviditātes eh, ris problēmu risināšanai, tā gadījumā, ja pēkšņi vesels apjoms patērētāju atceļot ceļojumus, piemēram, pieprasa līdzekļus atpakaļ. Nu, protams, ir labi, ja mm, runājot par šādu Eiropas Savienības fondu, bet nu, tādā gadījumā ir jānodrošina arī budžets šāda veida instrumentam, un tad ir jārunā atkal ar dalību valstīm. Un dzirdam, cik ārkārtīgi sarežģīts šobrīd ir diskusijas par daudzgadu finanšu plānu, un jāsaka, līdz šim ne neesmu piedzīvojusi tādu dalībvalstu iekāri, ziedot vēl papildu līdzekļus šāda fonda vēloš, veidošanai. Tāpat laikā nacionālā līmenī ir vairākas tādas schēmas un instrumenti, kas palīdz garantēt šādus ceļojumu pakotnes, piemēram, un domāju, ka šeit varam nodrošināt arī pieredzes apmaiņu, tā lai, piemēram, dalībvalstis varētu savā darbībā ņemt vērā to faktu, ka Eh, nu, šāda veida fondus vai instrumentus iespējams veidot un kā tas strādā, kā, tas iesp kā to iespējams izmantot, lai nerastos tik sarežģītas likviditātes problēmas. Jums droši vien ir taisnība kad jūs teicāt, ka izmantojot valsts atbalstu, mēs varētu radīt savukārt nevienlīdzību, nelīdzsvarotību tirgū un konkurencē, jo atsevišķās dalība valstīs, piemēram, ir lielāka fiskālā kapacitāte palīdzēt uzņēmumiem, citās dalība valstīs šī kapacitāte ir krietni mazāka, un mēs baidāmies, ka varētu rasties nākotnē nelīdzsvarota situācija šai ziņā, bet tieši tāpēc, mm, kā jūs saprotat, mēs ierosinām šobrīd eh, maksātspējas instrumentu. Tā uzdevuma, tā, tas būs būs sasaistīts ar Eiropas investīciju fondu un ļaus šim investīciju fondam iepirkt, piemēram, kapitāla daļas tajos gadījumos, kad tas ir vajadzīgs, kad uzņēmumiem ir vajadzīga plašāka palīdzība, kas sastopas ar likviditātes problēmām, piemēram, Eiropas Savienības līmenī, jo nav saņēmuši atbalstu nacionālā līmenī. Mēs tātad turpinam strādāt pie šī instrumenta, mēs strādājam kopā ar Eiropas finanšu iestādēm, ar Eiropas investīciju banku pie šī instrumenta, cenšamies šobrīd kartēt šo iespēju, konstatēt, kā tie instrumenti, kas ir jau apstiprināti, stiprināt, un to jāsaka ir diezgan daudz, var tikt izmantota dažādās situācijās, bet mūsu pamata mērķis ir atbalstīt tos, kuri šo palīdzību nav saņēmuši, un kas tepat laikā ir darboties spējīgi, kur, kuru darbība ir eh, spējīga nodrošināt tālākus ieņēmumus pie šāda atbalsta saņemšanas. Transporta infrastruktūra, protams, ir vienkārši ārkārtīgi nozīmīga, un no paša sākuma savās vadlīnijās mēs uzsvērām to, cik ārkārtīgi nozīmīgi ir uzskatīt transporta sektorā strādājošos par izšķirīgi svarīgiem, sistēmiski nozīmīgiem eh, darb darbiniekiem, tāpēc viņiem bija iespēja arī šķērsot robežu. Tā tas, tas attiecās uz pilnīgi visām vadlīnijām, ko mēs run, izstrādājam, piemēram, arī attiecībā uz aizsardzības mēriem un pasākumiem, kas jāpārāk jāpiemēro transporta jomā strādājošajiem. Un tas pats, es domāju, būtu attiecināms arī uz turismu sektoru kā tādu, uz viesnīcu sektoru, uz sabiedriskās ēdināšanas sektoru, jo tur strādājošie šobrīd netiek aizsargāti. Mm, protams, ka. Mums pirmām kārtām ir jānodrošina viņu drošība, jo tikai tad viņi tālāk var sniegt drošus pakalpojumus klientiem. Un šādu atbalstu piedāvāšanu es pilnībā atbalstu. Runājot par MVU, ļoti strauji sagatavojām vairākus instrumentus. Protams, mani kolēģi varbūt vairāk par to pat zinās eh, komisijā. Nu, piemēram, izveidojām SURE programmu, tas ir instruments, kas nodrošina atbalstu darba vietu saglabāšanai. 100 mm, miljardu eiro aizdevumiem tika nodrošināts šīs programmas ietvaros, lai atbalstītu, piemēram, tādas īstermiņa darba eh, vietas, lai palīdzētu mm, dalībvalstīm aizsargāt šīs darba vietas, pašnodarbinātos eh, šādu dažādu ieņēmumu zaudēšanas gadījumos. Vai ar to pietiks, es nezinu. Nu, protams, ka process un izvērtēšana jo joprojām turpinās attiecībā uz visiem šiem izmantojamajiem instrumentiem. Turklāt visa šī doma par, par nākamo Eiropas Savienības paudzes fondu, tīpaši par šo atgūšanās, jeb eh, atveseļošanās fondu, kuras, kuras ietvaros vajadzēs krietni daudz līdzekļus ieguldīt jau programmas pašā sākumā. Tam tas būs tāds pamatīgs kapitāla fondu uh, ieguldījums, un tas tam vajadzētu tūlīt pat nest arī gaidāmos rezultātus, radīt jaunas darba vietas un nodrošināt atbalstu ekonomikas sektoriem un tam jāprādās arī daudzgadu finanšu plānā. Es domāju, ka šķiet esmu atbildējis uz tiem jautājumiem un komentāriem, ko jūs iekļāvāt savās uzstāšanās runā. Protams, jūs runājat arī par vienkāršoto procedūru, tiesa, tiesa, un es arī uzklausīju daudz, ko jūs teicāt, par ko informēšu savus kolēģus komisijā, kas viņiem varētu šķist interesanti, tā lai turpmākajās diskusijās mēs varētu turpināt savstarpēji par to debatēt, spriest, un kad domājam par nākotni, tad gribu atgādināt, ka jūs saņemsiet mūsu sagatavoto stratēģijas dokumentu. Mm, grasamies uzstākt konsultāciju procesu, un līdz gada beigām šis dokuments pilnīgi noteikti būs gatavs. Tātad te runāju par viedo transportu. Turklāt tur iekļausim arī tādu elementu kā šī sektora spēju pratoties riskiem, un domāju, ka tas piedāvās mums lielisku iespēju vērst acis uz nākotni. Bet, e, jo, jo nākotnē ir jābūt gan viedai, gan ilgtspējīgai. Un tad, kad runājam par turismu, tad turismas kā tāds. Uh, um, arī ir jāveido ilgtspējīgi, un arī šādām debatēm būs jārisinās. Neaizmirsīsim, ka pastāv arī ļoti daudz reģionāla līmeņa atbalsta programmu turismam. Un Līdz ar to, protams, tas, protams, tieši tāpēc, ka šī krīze ir bijusi ar īpašu lielu ietekmi tieši reģionālā līmenī, un tāpat laikā no viena reģiona uz otru šīs problēmas ir atšķirīgas, dažādas apmēros, un zinu, ka reģioni ir strādājuši pie finansējuma nodrošināšanas. Visbeidzot, atcerēsimies, ka šī ir ar veselības aprūpi saistīta krīze. Un visa šī epidemioloģiskā situācija arī ir atšķirīga no vienas valsts un no viena reģiona uz otru. Mums ir pirmām kārtām nepieciešams radīt šo uzticēšanos, un jāsaka, ka kamēr nav vakcīnas un kamēr nav tāda reāla, reālu ārstēšanas līdzekļu, risks joprojām pastāvēs, un mums ir jāspēj ar šo risku sadzīvot, un mums jāspēj tam pielāgoties vienlaikus pēc iespējas nodrošinot drošumu un uh, piemēram, transporta līdzakļos un tam līdzīgi. Lai kāds arī nebūtu, paldies par šo diskusiju un ar nepacietību gaidu nākamo šādu diskusiju. Līdz paldies priekšādātāji. Priekšādātājs saka paldies. Paldies, ka jūs arī reaģējāt uz kolēģi izteiktajiem komentāriem un jautājumiem. Līdz ar to šīs dienas diskusijas ir no, no, noslēgušās. Sākotnēji tika teikts, ka deviņos tiks e, pausti otrās balsošanas kārtas rezultāti. Un, e, bet tos jau izziņoju, un to, tos pievienosim arī šīs dienas sanāksmes protokolam. Rītdien darbu atsāksim un vēl visiem jauku vakaru!